Ladies and gentlemen! Dāmas un kungi, pēc eh, šī ļoti interesantā video man ir ārkārtīgi liels gods un prieks sveikt jūs šeit Eiropas parlamentā, prezidenta Tajānī vārdā. Viņš vēlāk mūsu uzrunās. Es esmu ļoti lepna, ka varu atklāt šo pirmo okeānu konferenci šeit, plenārsēžu zālē, pateicoties Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas uzaicinājumam. Tūkojums tiks nodrošināts 23 eh, valodās. Ja jūs vēlaties klausīties konferences citā valodā, varat mierīgi to darīt. Un tāpat man arī aicināja paziņot, ka šeit eh, prez, pie prezidija galda mums tiek nodrošināts cimuma līdzsvars. Tas bija tāds vēl viens paziņojums. Šo konferenciju organizē priekšēdētājs Tajānī kopā ar attiecīgajām komitejām - vidas aizsardzības komiteja, zivsaimniecības komiteja, eh, rūpniecības un pētniecības komiteja, un tas notiek sadarbībā ar Eiropas komisiju, jo īpaši uh, um, Mare ģenerāldirektorātu un pētniecības ģenerāldirektorātu. Tieši tāpēc es, es esmu ļoti priecīga šeit redzēt gan uh, Vēlo, gan arī Moēdašu kungu šeit atklāšanas ceremonijā. Tāpat arī priecājos, ka mums panelī ir pārstāvēta jaunā paudze. Viņi uh, ir divi mūsu vidū, un zālē uh, jaunieši ir ļoti daudz. Es uh, Gribu arī sirsnīgi sveikt mūsu vidū skolēnus un skolotājus no Eiropas skolām. Lūdzu, paceliet rokas, kas ir ieradušies no Briseles Eiropas skolām. Sveicam mūsu vidū jauno paudzi! Really ocean... Tas parādā, ka okeāni un klimats jaunai paudzei interesē. Domāju, ka par to varam tikai priecāties. Dāmas un kungi, jūrniecības politikā ir ļoti daudz aspektu. Ir neiespējami runāt par visiem šiem aspektiem tikai vienā pasākumā, pusdienas laikā, bet esam darījuši visu, kas bija mūsu spēkos. Mēs redzam, ka jau atklāšanas ceremonijā mums ir pārstāvēta gan pētniecība, gan ekonomika, gan arī pilsoņi. Organizējam arī trīs paneļus, pirmkārtām globālā okeāna pārvaldība nākotnē, uh, Es pat negribēju šeit izcelt konkrētus runātājus, taču tomēr man ir īpaši jāsveic bijušais Marija Damanakī, kas ir eh, bijusi komisāre jūrniecības jautājumos. Lūk, viņa tur sēž šālē. Sirsnīgi sveicam Mariju. Šī dāma bija atbildīga par kopējās eh, zivsaimniecības politikas reformu. Mums Eiropā tas bija ļoti svarīgi. Uh, Otrajā panelī mēs runāsim par to, kā nodrošināt eh, tīras jūras un okeānus. Runāsim par uh, jūru piesārņojumu un par klimata pārmaiņām. Un pēdējā panelī mēs runāsim par nākotni, kā izveidot ilgspējīgu zilo ekonomiku. Un šeit būs runātāji ne tikai no tradicionālajiem jūras sektoriem, bet uh, būs arī pārstāvētas jaunās jomas, proti enerģētikas ražošana, aļģu ražošana un eh, šī, šos paneļus vadīs eh, attiecīgo komiteju vicepriekšēdātāji. Tāpat arī izteiksies eh, deputāti, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Jā, kolēģi, diemžēl mums nebūs laika starp brīdim, taču, ja jūs varat atrast kādu brīdiņu, tad lūdzu iepazīstieties ar izstādēm, kas ir pieejamas šeit plenārsēžu zāles priekšā un arī sānos. Jūs varēsiet iepazīties ar tādiem projektiem kā Kopernikus, kur ir arī ļoti spēcīga jūras dimensija, un tāpat arī uh, Marīna, kur ir runāts par uh, okeānu zināšanām. Tāpat arī es šodien piedalījos okeānu dialogā, kur mums bija diskusijas ar jauniem profesionāļiem, kas pārstāv šos um, projektus Marīnā un Irresponsible. Un eh, galvenais, ko mēs dzirdējām, bija, ka par okeāniem ir jārunā uz ielas. Bet es domāju, ka kaut arī neesam uz ielas, bet plenārsēžu sālē tas jau ir pirmais solis. Eh, pēdējos gados mēs esam piedzīvojuši pārmaiņas attiecībā uz jūrām, okeānu un jūras eh, tagad ir kļuvusi par prioritāti, un tas ir noticis ne tikai plasmasas piesārņojuma dēļ. Mēs esam organizējuši lielas eh, eh, konferences, eh, piemēram, Balī un Norvēģijā, tāpat arī ir bijušas dažādas iniciatīvas, piemēram, pludmaļu attīrīšana, gribu šeit pieminēt īpaši Surfrider. Un, protams, ka okeāni visiem ir kļuvuši par prioritāti. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas parlamentā tiktu izveidota komiteja Mare, kur varētu runāt par visiem jūrniecības aspektiem. Uh, un konferences, tādas kā šī, ir solis pareizajā virzienā. Tāpat arī es gribu šeit pieminēt uh, jūru, uh, iekšēju ūdens ceļu un piekrastes uh, starba grupu. Tā tika izveidota 2014. gadā, kur mēs runājam par jūrniecības jautājumiem, kas attiecas uz rūpniecību, zinātniekiem, mm, pilsonsko sabiedrību un NVO. Tātad tādā pašā formātā kā šodien. Dāmas un kungi, kāpēc jūras un ekona politika mums ir tikai svarīgi? Jā, protams, mēs dzīvojam zilā planētā, 70% no mm, planētas virsmas ir ūdens. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka okeāna mums palīdz radot, radīt skābekli, un okeāni ir ārkārtīgi būtiski nākamajām paudzēm mūsu kļūst arvien vairāk, un uh, jaunajiem iedzīvotājiem būs vajadzīgs šīs zilās tehnoloģijas, tāpat arī būs vajadzīgs jūras transports. 90% no transporta nodrošina kuģi, bet okeāni ir apdraudēti. Mums ir vajadzīgi veselīgi okeāni, lai cilvēks varētu izdzīvot. Mums, Eiropiešiem, tas, protams, ir būtiski. Uh, Eiropa ir jūras kontinents, mūsu jūras piekraste ir septiņas reizes garāka par ASV piekrasti, un tikai piecām dalībvalstīm nav jūras e, krasta. Eiropas Savienība ir vadošā daudzos e, sektoros, e, piemēram, vēja enerģija, jūras transports un tā tālāk. Tāpat arī mēs esam vadošie jūrniecības pētniecībā. Šeit es gribu sveikt profesoru Hercigu, kas vēlāk mūs uzrunās. Bet mums ir vajadzīga ne tikai pētniecība, Mēs eh, zinām vairāk par mēnesi nekā par jūras zīlēm. Tas noteikti būtu jāmaina. Mums ir jābūt eh, tuvākiem eh, dažādiem pētniecības rīkiem, tādiem kā emodnet. Un, protams, ka zinātnē ir jākļūst tuvākai cilvēkiem. Mums ir jākļūst zinošākiem par okeāna jautājumiem. Eiropas parlaments ir aicinājis gatavot pilotprojektu par zināšanām par jūru, un DJ Mārei pavisam nesen izziņoja par šo iniciatīvu. Tāpat arī ir jāatzīmē, ka UNESCO gatavo okeānu zināšanu konferenci. Vladimirs Ivoļīvins mums vēlāk par to vairāk pastāstīs. Kolēģi, Eiropas jūrniecības politikā ir dziļas tradīcijas. Eiropas parlamentā un komisijā mēs esam runājuši par kopējo zilsaimniecības politiku, par jūrniecības politiku, par zilo ekonomiku, par jūrniecības īpašo plānošanu, par pārvaldību, ir gatavots arī buklets, un pavisam nesen mēs pieņēmām arī direktīvas par ostu uzņemšanas ierīcēm un arī par uh, vienreizēs lietošanas plasmasu. Tas viss tiek darīts ciešā sadarbībā starp visām trīs institūcijām uh, - parlamentu, komisiju un padomi. Padomi šeit man sēž blakus. Un komisija, protams, arī ir paveikusi daudz ko, lai nodrošinātu, ka jūras jautājumi kļūtu par mūsu prioritāti. Un parlaments Eh, to vienmēr ir atbalstījis. Un tagad, protams, ir jānodrošina eh, īstenošana dalībvalstīs. Tas viss izklausās vienkārši, bet būtu nav vienkārši. Mēs to ļoti labi apzināmies. Un mums ir vajadzīgs, lai jaunieši izvēlētos zilas karjeras, lai strādātu pie šiem jautājumiem. Un jo īpaši šeit es gribu atzīmēt Mladīvu Aisenu un eh, iniciatīvu par plasmasas maisiņiem Balī. Tāpat arī ir mm, klimata manifestācijas uh, Ir vairāk cilvēku šeit klāt, kas ir iesaistīti šajās iniciatīvās, un bieži vien ir arī šādi jauni inovatori, kā Marčela Ganča, kura ir sagatavojusi uh, projektu par uh, skrīningu. Uh, Un, protams, ka mums ir jādomā arī par pētniecību un novatoriskumu, kas Eiropā ir ļoti būtiski. Tas mums ir vajadzīgs, lai veidotu ilgtspējīgu zilo ekonomiku. Es esmu pārliecināta, ka mums ir vajadzīgs no izmešiem brīvs okeāns, un par to īpaši būs jādomā apvāršņa pamatprogrammā. Kolēģi! Pavisam drīz būs Eiropas vēlēšanas, un esam norganizējuši šo pasākumu par zilās planētas nākotni. Uh, Okeāniem nav vēlētāju, viņiem nav vēlēšanu apgabalu, bet okeāni mums ir ļoti svarīgi. Daudzi, protams, saprota, cik okeāni ir svarīgi, un tie noteikti mums piekritīs. Mēs organizējām okeānu konferenciju 2017. gadā Maltā, un uh, Karminu Vela bija atbildīgs par šo konferenciju. Dod viņam tagad vārdu. Honorable Paldies! Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, kolēģi, Gezīne, eh, komisāri kungi, Karlos, bijusī komisāre Marija, valsts sekretāri, dāmas un kungi. Pirmkārtām liels paldies, ka eh, esat mūsu vidū šodien, kad mēs runājam par zilās planētas nākotni. Tāpat kā daudz eiropieši, es uzaugu pie jūras, un viena no manām mīļākajām bērnības atmiņām ir eh, vasaras pie jūras. Tās ir ļoti skaistas atmiņas, eh, tīras atmiņas. Un jo mm, vairāk eh, laika paiet, jo šīs atmiņas man kļūst dārgākas. Diemžēl to pašu nevar teikt par okeāniem. Katru dienu es redzu, kāds spiediens tiek izdarīts uz vietējām ekosistēmām un resursiem. Esmu uzklausījis zvejniekus, kas ir mani draugi, un viņi sūdzas, ka uh, zīvju kļūst arvien mazāk. Es arī esmu novērojis, kā klimata pārmaiņas gadu garumā pārāk liela eksploatācija un pārāk liela nozveja ir radījuši savas sekas. Tas viss mums ir liecis saprast, ka uh, zaļajam un zilajam ir jāiet roku rokā. Uh, Sāku strādāt vairāk nekā pirms pieciem gadiem, un esmu darījis daudz, lai šo ziņu nodotu tālāk. Mums ir jāizveido koalīcija veselīgām, drošām jūrām un okeāniem, un te nav runa, vai mēs runājam par savām mājām vai par ārvalstīm. Mums ir vajadzīgi aktīvi uzņēmēji, um, jaunieši, kuriem interesē sava nākotne, un kuri pēc kāda laika mantos šo zilo planētu no mums. Uh, Tieši tāpēc es priecājos redzēt tik pilnu zāli. Tas nozīmē, ka izpratne par to, cik svarīgi ir okeāni, kļūst arvien lielāka. Tas ir svarīgi mūsu ekonomikai, klimatam, bet jo svarīgāk tas ir mūsu pašu izdzīvošanai. Esmu lepns par to, ko Eiropas Savienība ir paveikusi pēdējos piecos gados. Pirmkārtām, mūsu noteikumi, kas ierobežo vienreizēja lietojama plasmasas izmantošanu. Un šie saistošie mērķi parad, padara Eiropu par globālo līderi šāda veida atkritumu apkarošanā. Otrām kārtām mēs esam nu, nozīmējuši 10% no mūsu jūras un piekrastes teritorijām kā īpaši aizsargājamas, un šeit ir noteikts arī termiņš 2020. gads. Tas ļauj panākt daudz labāku uh, vīdas aizsardzības statusu mūsu okeāniem Mums ir vajadzīga šāda um, stratēģiskā jūras vidas direktīva. Treškārt, mūsu aicinājumi nodrošināt, lai zvejsaimniecība būtu ilgspējīgāka, ir sākuši dot rezultātus. Daudz, kur Eiropā tagad uh, zivsaimniecība ir daudz labākā stāvoklī nekā agrāk. Zivju uh, krājumi ir uh, gandrīz dubultojušies. Mēs varam šeit uh, salīdzināt šos skaitļus. 59 eh, pašlaik un uh, eh, 27, kad šī komisija sāka strādāt. Esam arī nodrošinājuši, ka jaunās nozares šajā uh, zilajā ekonomikā ir arvien izteiktākas. Okeānu enerģija šeit ir ļoti labs piemērs. Šeit tiek nodrošināts ļoti labs Eiropas finansējums pētniecībai un testēšanai. Šī nozare jau ir sākusi prekomerciālo fāzi. Uh, Daudzi uh, zilie uzņēmumi varēs izmantot arī investīciju platformu, ko mēs uh, publiskosim vēlāk šī gada laikā. Esam investējuši vairāk nekā 500 miljonus eiro jūras pētniecībā. Piemēram, mēs uh, pētām mikroplastiku un uh, tās iespējamo kaitējumu ne tikai jūru veselībai, bet arī cilvēku veselībai. Es zinu, ka mans kolēģis Karlos pēc kāda brīža pastāstīs par to vairāk. Nesam uh, savas ambīcijas attiecinājuši tikai uz Eiropu. Galu galā mums ir visā pasaulē jāuzņemas par tiem atbildība. Es ar prieku varu paziņot, ka esam publicējuši pirmo progresa ziņojumu par to, ko Eiropa ir paveikusi, lai uzlabotu starptautisko okeānu pārvaldību. Uh, Šajā ziņojumā ir eh, ņemti vērā mūsu sasniegumi, pieņemot eh, stratēģiju par labāku, integrētāku okeānu pārvaldību. Tas tika darīts 2016. gada novembrī. Šajā darba kārtībā ir 50 pasākumi, kas aicina arī uz starptautisku sadarbību. Šī darba kārtība ir um, iedibinājusi Eiropas um, reputāciju, tā ir uzticams partneris, un tāpat arī Eiropa nodrošina palīdzību un tehnisko atbalstu, lai nodrošinātu ilgspējīgus ekonom... Mm, okeānus un ekonomisku izaugsmi. Esam uh, nozīmējuši vairāk nekā 600 miljonus eiro ilgspējīgai zivsēmniecībai un akvakultūrai. Šeit mēs varam nodrošināt arī tīrāku jūras transportu, nodrošināt labāku ostu infrastruktūru un jūras drošību mūsu partnervalstīs. Esam palīdzējuši arī lielākajām zilsaimniecības valstīm kontrolēt savas sistēmas, lai vērstos pret nelegālu zvejniecību un lai darbotos daudz efektīvāk, izmantojot Eiropas dzelteno un sarkano karšu sistēmu. Esam izveidojuši arī atklātas partnerības ar tādiem lieliem spēlētājiem kā Ķīna un Kanāda. Esam arī pieņēmuši jaunu arktiskās zvejas nolīgumu, lai vērstos pret uh, nelu, ne, nelikumīgu zvejniecību centrālajā Arktiskajā okeānā. Mēs veicinām arī ilgspējīgu zvejniecību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī piekrastes valstīs. Šeit mēs izmantojam zilās ekonomikas finansēšanas principus, un mēs nodrošinām ilgspējīgu finansējumu okeānu um, ekonomikā. Uh, Dāmas un kungi, pirms 2019. gada Eiropas vēlēšanām esmu vairāk nekā iepriekš pārliecināts, ka mums ir jāstāsta pilsoņiem, ko Eiropa dara viņu labā, ko Eiropa dara viņu kopienu, viņu ģimeņu labā, ko tā dara nākotnes labā. Un okeāni ir ļoti laba vieta, kur sākt. Galu galā priekšādētājs Junkers bieži vien saka, ka mēs vēlamies darīt daudz svarīgajās lietās, un kas gan varētu būt svarīgāks un lielāks par okeānu. Tāpēc mums vajadzētu stāstīt par to, ko dara Eiropa jūras attīrīšanā un piekrastes uzlabošanā gan Eiropā, gan arī ārvalstīs. Tas tiek darīts mūsu zilās planētas, mūsu zilās nākotnes labā. Paldies! Thank you very much, Kaminu. Liels paldies! Eh, tagad mums bija mūsu eh, otrs eh, viesuzņēmējs, bet tagad jūs labi zināt, ka Eiropas Savienībā ir trīs galvenās institūcijas, arī padome un ehm, komisija, un Rumānija ir pašlaik prezidējošā valsts, un Adriāna Pecu ir no Rumānijas. Viņa ir valsts sekretāre ūdeņu un mežu ministrijā Rumānijā un Adriana runās rumāņu valodā, tā kā lūdzu sagatavojiet savas austiņas. Thank you, Jessine. Paldies, Kezīna. Cienējamie komisāri, cienējamie viesi, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai par eh, šī šīs augst līmeņa konferences organizēšanu, jo tā ir ļoti svarīga, ņemot vērā kontekstu eh, un tos eh, pūliņus, kādus Eiropas Savienība veltīja eh, vides sakārtošanai jūrās un okeānos. Jūras un okeāni var nodrošināt ilgspējīgu attīstību visām tām sabiedrībām, kas no tiem ir atkarīgi. Uh, Gal galā jūras un okeāni ir būtiska vispasaules ekosistēmas daļa. Uh, tie dod mums enerģiju, pārtiku, resursus, kas cilvēcei tik ļoti nepieciešami. Un šī iemesla dēļ okeāna un jūras var palīdzēt mazināt eh, nabadzību, radot daudzas ilgspējīgas darba vietas. Tāpat laikā tās ir galvenie klimata regulētāji globālā līmenī. Ja mēs vēlamies labāku nākotni, mums ir jāsaprot ilgspējīgu jūru koncepciju, bet pirms mēs esam to izdarījuši līdz galam, mums ir jāaptur okeānu un jūru degradēšana. Mums ir jāpadara jūru un okeānu saglabāšana par galveno mūsu politikas daļu. Rumānija uzskata, ka aizsardzības pasākumi šai sakarā ir ļoti svarīgi. Mums, piemēram, Melnā jūra nav tikai dabas resursu teritorija. Tā ir ārkārtīgi vērtīga ekosistēma. Tā ir ierobežota savienojamība ar pasaules okeānu un līdz ar to tā izjūt lielāku spiedienu no cilvēku darbības, jo 200 miljonu cilvēku dzīvo Melnās jūras kastos. Mēs vēlamies koncentrēties uz piesārņojumu mazināšanu un veicināt ilgspējīgu zvejniecību ar mērķi saglabāt jūras ekosistēmu, tā lai tā nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību piekrastes zonā. Taču Jūru nav iespējams aizsargāt bez reģionālas pieejas, kas balstītos uz sabied, sadarbību. Melnās jūras konvencijas pret piesārņojumu ietvaros. Rumānija arī ir pievienojusies šai konvencijai. Es gribētu teikt, ka jūras atkritumi ir viena no uh, lielākajām problēmām, tad, kad mēs sākam runāt par jūras vidas aizsardzību. Plastmasa un mikroplastmasa ir viens no lielākiem apdraudējumiem jūrām. Un plastmasa jūras ūdenī atrodas tādēļ, ka gan jūras atkritumi, gan sauszemes atkritumi tiek ļoti slikti pārvaldīti globālā līmenī. Tas ir pārobežu jautājums, un pie jūras reģioniem ir um, savas problēmas un savi apstākļi. Mums ir jāsaskaņo pūliņi starptautiskā uh, līmenī un reģionālā līmenī. Un reģionālo jūru konvencija spēlē ļoti svarīgu lomu, lai koordinētu dažādās uh, stratēģijas okeāniem un jūrām. Iepriekš minētā Melnās jūras konvencija paredz stratēģiju, uh, kas eh, cīnās eh, pret jūras piesārņošanu, un sešas valstis, kas ir parakstījuši šo konvenciju, dara visu, lai varētu uh, cīnīties pret šo piesārņojumu. Plastmasas uh, izmantošana ir ļoti svarīga aprits ekonomikā. Un ļoti uh, svarīgi ir arī saskaņot visu šīs schēmas un sistēmas par plasmas atkritumu savākšanu un pārstrādi. Uh, plasmasa plasmas atkritumus vairs nevarēs uzglabāt un, eh, un pārs, tos būs jāpārstrādā, nevis vienkārši jāsadedzina. Mums ir jāapvieno pūliņi, lai novērstu atkritumu radīšanu un, attiecīgi, jāuzlabo atkritumu pārvaldību. Mēs atbalstām eh, partnerību veidošanu šajā nozarē un uh, Mums ir arī jāskatās uz ražošanu un ilgspējīgu patēriņu starptautiskā jomā. Ņemot vērā šīs problēmas apjoms, proti plasmas piesārņojumu, šis jautājums e, būs neformālās vides padomas darba kārtībā mājā Bukarestē 20. 21. maijā. Un starptautiskajā un reģionālā līmenī ir svarīgi plānot un uh, realizēt dažādas aktivitātes eh, gan piekrastēs, gan citviet, eh, bet svarīgi ir organizēt arī sabiedrības informēšanas kampaņas. Ir arī jāraugās, kādas sekas rada klimata pārmaiņas. Eh, jūra un okeāna līmenis var paaugstināties, un tas var ievērojami ietekmēt eh, klimatu un īpaši piekrastes reģionus. Rumāni ir izstrādājis arī eh, ģenerālu plānu tam, kā pārvaldīt eh, jūras vidi, lai apturētu krasta līnijas eroziju, aizsargātu mājokļus un citus aktīvus, kas atrodas jūras krastā. Rumānija ir lielākā valsts Donavas basēnā un kā tāda dod savu ieguldījumu uh, Donavas uh, plāna aktualizēšanā, kas ietver uh, ūdens kvalitātes uzlabošanu. Piesārņojums ar eh, barības vielām arī ir viena no lielākajām problēmām, ar kurām jāskar, jāsaskarās, eh, piemēram, Donavas basēna apsaimniekošanā. Un eh, šis pats piesārņojums apdraud arī Melno jūru. Rumānija atbalsta reģionālo sadarbību un ir gatava dot savu pienesumu Eiropas Savienības pūliņos optimizēt jūras vides sakārtošanu balstoties uz eh, satvaru eh, direktīvu par jūras vidi. Mēs atbalstām integrētu pieeju visām šīm politikām, ņemot vērā jūru ekosistēmu. Un šāda pieeja ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai nodrošinātu ekonomisko un sociālo politiku, kas ir ilgspējīga un spēja atbalstīt cilvēkus un palīdzēt viņiem pielāgoties uh, izmaiņām, kā arī saglabāt jūras bioloģisko daudzveidību. Eh, esmu pārliecināta, ka šī konference arī veicinās virzību uz priekšu, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus, panākot ilgspējīgāku jūras resursu izmantošanu. Paldies! Jēziņ! Thank you very much, Ariana. I... Paldies! Jā, es domāju, ka šī te eh, Rumānijas eh, ceļu kārta izklausās ļoti efektīvi un pilnīgi, bet nākošais runātājs ir Karlos Moidas. Viņš atbild par zinātni, eh, pētniecību un inovāciju. Mēs jau dzirdējām par 500 miljoniem eiro, kas ir novirzīti uh, uz um, pētniecības projektiem, bet, nu, droši vien, ka tam vajadzētu būt vēl vairāk, bet jūs varēsiet par to pastāstīt uh, precīzāk. Dargie draugi, cienījamie kolēģi, man bijusi eh, kolēģi Maija Manaki, jā, starp citu, es kādreiz tieši tur tajā uh, vietā sēdēju. Uh, tā kā es jūtu okeānu sēžot savā kabinetā katru dienu. Jā, es raugos eh, uz auditoriju, uz jauniešiem. Un jūsu paudze, jaunā paudze, ir ļoti laimīga, jo jūs esat tā paudze, kas pieredzēs eh, apbrīnojumu attīstību zinātnē, eh, jūs redzēsiet, kā varēs ārstēt slimības, kuras šobrīd netiek ārstētas. Uh, Jūs pavisam savādāk raudzīsieties uz datoriem nekā šodien, bet jums būs arī daudz izaicinājumu. Un viens no tiem ir izaicinājums, ar ko, apspr, ko par ko runājam šodien. Tad, kad es domāju, ka man ar jums jārunā, un domāju, ka piecus gadus esot komisārs, esmu devies eh, daudzos komandējumos un ticies ar ministriem un tā tālāk Eh, es domāju, vai tie ir tie svarīgie cilvēki, ko es atceros, vai tādi cilvēki kā jūs? Nē, tādi kā jūs vienkāršie cilvēki. Un viens no cilvēkiem, kas man iedvesmoja, ir eh, jaunietis. Uh, Vojenslāts ir viens no tādiem uh, maniem iedvesmotājiem. Viņš ir Nīderlandietis. Tad, kad viņam bija 16 gadu, viņš devās uh, ceļojumā uz vidusjūras piekrasti. Uh, un redzēja ļoti daudz plasmasas atkritumu, un eh, viņš bija šausmās un teica, ka viņam kaut kas tajā sakarā būtu jādara. Un tāda ir atšķirība starp jūsu paudzi un manējo, ka jūsu paudze vienkārši dara. Jūsu paudze jūt, ka jūsu loma kā paudzei ir nevis vienkārši uh, doties universitāti, pēc tam dabūt darbu, bet gan mainīt lietas. Un uh, Bojan Latvičs stāsts ir tāds, ka jauns puisis, 16 gadus vecs, uh, dodas uh, uz okeāna krastu vai jūras krastu un saprot, ka viņa mērķis ir tīrīt šo jūras krastu. Uh, Nu, tā tad ir nepieciešams kaut kādā veidā panākt, lai tā plasmasa no okeāna nāktu pie mums, nevis lai mēs ietu, ņemtu to plasmasu, mēģinātu viņu dabūt pie sevis. Respektīvi, ir, e, ir svarīgi izdarīt kaut ko praktiski tādu, par ko e, inženieri ir sprieduši ļoti ilgi, bet faktiski viņi nespēja raudzīties ārpus rāmjiem. Protams, ka zināt, ka um, par viņa um, izgudrojumu daudz ir skeptiski, bet svarīgi ir, lūk, šis te mēģinājums un šī te misija vispār cīnīties ar šo problēmu. Un padarot to par savu misiju, viņš faktiski ir panācis to, ka visi par to runā. Un tad, kad jūs uh, varbūt atskatāties kādus 15 gadus atpakaļ, uh, par, domājat par klimatu pārmaiņām, saprotat, ka problēmai ir divi aspekti. Un šobrīd, kad mēs skatāmies uz plastmasu okeānos, mēs iespējams izturamies līdzīgi kā pirms 15 gadiem. Padomājiet, uh, ka mēs 8 miljonus tonu plasmas katru gadu uh, salāžam okeānā, bet mūsu vecvecāki nāk no laika, kad plasmas nebija vispār. Tā tad faktiski viena paudzes eh, cilvēku uh, vairs neatceras plastmasu kā tādu, uh, savukārt nākamā starppaudze 8 miljonus tonu katru gadu um, nokrimtē okeānā vai ar ko piesārņo okeānu. Nu, tā tad iedomājieties, kā mēs stāvētu okeāna krastā un katrs vesels piecus maisiņus pilnus ar plasmas atkritumiem iemestu okeānā. Nu, lūk, eh, šis te mans eh, draugs, Nīderlandiešu puisis, Vienkārši ir līdz mums savādāk palūkoties to visu, un reizēm arī runājot ar saviem bērniem, mēs tam pieskaramies. Arī parlamentā mēs runājam, kā aizsargāt cilvēku datus. Man bērni tam nav pievērsuši nekādu uzmanību, bet reiz kādu dienu viņi atnāk mājās un saka, jūs zinat, ir tas puisis no YouTube, kas saka, kā Eiropas Savienība apturēs internetu. Un tieši tādēļ, ka viņi komunicē ar šo uh, cilvēku YouTube savādāk nekā viņi komunicē ar mani, nu tad jaunā paudze vienkārši uh, savu vēstījumu spēj nodot uh, precīzāk, tālāk, jo komunicēs savādāk ar savu paudzi. Un tāpēc varbūt darīsim šīs lietas Eiropas Savienības līmenī, un mēs uh, Tāpēc radījām šo misiju ideju. Un viena no tām ir par okeāniem. Bet tas nav kaut kas tāds, ka mēs varam vienkārši teikt, nu mēs piešķirsim kaut kādu naudu okeāniem. Bet nē, ir jādara kaut kas eh, konkrēts, ir jāliek eh, kaut kāds noteikts cipars, kas ir jāsaista ar kaut kādu konkrētu pasākumiem. Un kā man kolēģi Karmen teica, uh, Svarīgi ir nodot vēstījumu, svarīgi ir saziņa, mums ir jāsazinās ar jums un jūsu pauze, un mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai mainītu veidu, kā mēs komunicējam. Un mēs gal galā tuvojamies ļoti svarīgam laika posmam Eiropas vēlēšanām. Un Eiropas eh, vēlēšanas notiks laikā, kad pasaule ļoti mainīsies. Kad es eh, šeit ierados 2014. gadā, šī pasaule bija pilnīgi savādāka. Eh, mums eh, bija ļaudis, kas teica, šobrīd mums ir cilvēki, kas runā par to, ka ekspertiem nav nekādas nozīmes, ka uh, mēs cīnāmies ar viltu ziņām tā tālāk. 14. gadā nekā tāda nebija. Tādēļ daudz kas ir atkarīgs no tā, ko jūs pasakāt politiķiem, ko jūs vēlties savai paudzei. Uh, Un es eh, redzu, kad jūs to, ka jūs to darat katru piekdienu, esot savā ofisā, jūs uh, sakāt politiķiem, kas ir svarīgi, ka nav svarīgi viņi paši, bet gan tas, ko viņi ir gatavi darīt. Kad jūs tīrīsiet okeāns, kas notiks, eh, kas to darīs, kāda tehnoloģija tiks izmantot, jo gal galā, mm, mīļie draugi, mēs esam atkarīgi no okeāniem vairāk nekā mums šķiet Un es beigšu ar Silvijas Erlas vārdiem. Viņa teica, ka mēs cilvēki esam jūras radījumi. Mēs jau varbūt nedzīvojam tieši okeānā, bet mēs esam atkarīgi no okeāna tikpat lielā mērā kā tad, ja mēs tur dzīvotu. Un tieši to es gribēju jums teikt. Jūs varat rēķināties ar mums. Um, un svarīgākais ir kaut ko darīt nākamajā uh, politiskajā ciklā, kā mēs esam cenšies to darīt šajā ciklā, un uh, eh, Karmeno Vēla tiešām ir bijis uh, ļoti aktīvs, un, un arī Mēsner, Mēsneras kundze ir tiešām vēstnieki, um, sūtņi šai misijai, tā kā liels paldies, un paldies par uh, veltīto laiku. Thank you very much, Liels paldies, komisāra kungs. Jā, jūtam, cik ļoti kaislīgi esat noskaņots attiecībā uz jūrām un okeāniem. Varbūt tas tādēļ, ka nāk no Portugāles. Nu, pavisam īsti par dzimumu līdzsvaru jūs minējāt Bojanu Slavu. Es tad gribētu minēt Čēla Hanču Viņa ir dāma, uh, arhitektūras studente no Āhenes, es viņu minēju savā runā, varbūt nepazīstiet. Viņa atrada vēl vienu veidu, kā varbūt atbrīvoties no problēmām ar plastmas. Viņa ir arhitekta, kam patīk niršana. Un viņa saprata, ka arī jūrā ir ļoti daudz plastmas, viņai tas nepatika, viņa gribēja ko mainīt, un tādēļ viņa ir izstrādājusi kā arhitekte platformu, šādu ku, uh, um, tiltu kopā ar inženieriem no universitātes, un viņa ideja bija tāda, ka mikroplastika ir viegla, tā peld pa virsu, un uh, viļņu dēļ reizēm tā grimst. Te nevajadzētu nogrimt, te vajadzētu būt uz uh, tātad ūdens virsmas, un ja ūdeni kaut kā nomierina, uh, padara rāmu ar tilta palīdzību, tad varbūt šo mikroplasmas varēs izņemt. Nu, daudz sološa ideja. Manuprāt, ir ļoti daudz šādu jauniešu, Bojan Hanč, Marčela Slav, un tas, es domāju, nākotnē ir ļoti daudz sološi visai sabiedrībai kopumā. Protams, ka arī komisija un parlaments ir svarīgi, bet sabiedrība, es domāju, to novērtēs. Un, nu, vārds Čeneviev Pon, viņa ir Žak Delora uh, institūta direktore no Brīseles biroja. Viņa ir pirmā pārstāve, kas pārstāv plašāku sabiedrību. Lūdzu, tagad vārds jums, Ženeviev. Paldies, Gazīna. Paldies, Karmenu. Paldies par jauko ielūgumu šodien jūs uzrunāt. Labdien visiem! Dāmas un kungi! Gribētu uzrunāt īpaši arī jauniešus kuri tiešām ļoti labi šeit pārstāvēt. Man ir liels prieks un gods uzstāties šajā konferencē, un um, šis ir tiešām īstais brīdis šodien mums visiem sanākt kopā. Ir pagājušas tikai dažas dienas, kopš pusotras miljonus jauniešu devās uh, visā pasaulē ielās, aicinot kaut ko darīt klimata pārmaiņu jomā. Un jā, mums tiešām ir jārīkojas. Pietiek runāt, pietiek vienoties. Uh, Um, tas mums, uh, tas viss ir pietiekamā apjomā, lai gadu desmitiem mēs būtu aizņemti. Okeāni ir pasaules un klimata um, veselība, tas ir visas dzīves avots uz mūsu planētas. Un uh, tas mums ļauj elpot. Miljardiem cilvēku katru dienu paļaujas uz okeāniem, lai iztiktu. Aizsardzība, to aizsardzība uh, nav izvēles jautājums, tas ir uh, izdzīvošanas jautājums. Ja okeāni ir atbildīgi par planētas veselību, tad uh, jāsaka, Dienvidu okeāns ir tā sirds. Šis uh, ļoti spēcīgais uh, aptveriem pilnais okeāns ap Antarktīdu no, nodrošina uh, uzturvielas uh, visā ūdeņos visā pasaulē, un jūras bioloģiskā daudzveidības piegādā mums pārtiku, iedvesmu un, um, un um, arī skābekli ir šeit. Cik sen vien sevi atceros, uh, ūdeņi mani pievilkuši bērnībā uzaugu uz jūras, pie jūras Tunisijā. Agrākās manas bērnības atmiņas ir um, kopā ar ģimeni, pavadot brīvo laiku pie ūdeņiem. Kopš tā laika esmu snorkelējis un nirusi daudz viet pasaulē, mani gan tiešām um, ir pārņēmis un iedvesmo okeāna skaistums, bet tajā pašā laikā ļoti bieži uztrauc mani situācijas pasliktināšanās gan manā izcelsmes valstī, kur uh, iet bojā jūras bruņurupuči, jo tie uzturā patērē plastmasu, vai arī korālu koraļu um, tātad uh, audzes, kur bioloģiskā daudzveidība ļoti ātri pasliktinās. Un vadot WWF Eiropas o, biroju, es izlēmu rīkoties. Pavisam nesen mani uzaicināja pievienoties augsta līmeņa um, spēku grupai, kas atbalstītu Dienvidu okeāna aizsardzību, un es nevilcinājos. Antarktika 2020 esam ļoti dažāda astoņu cilvēku uh, um, grupa no visas pasaules, kas ir apņēmušies aizsargāt Dienvidu okeānu un ūdeņus ap Antarktīdu. Šī ir ļoti, ļoti bagāta vide. Pingvīni, roņi, vaļi dzīvo ekosistēmā, kas ir uh, balstīta uz pavisam neliela, bet ļoti bagātīga uztura avota. Un uh, milzīgs daudz tūkstošiem zinātnieku to novērtē. 1959. gadā augstā Uh, kara laikā valsts vienojās Antarktīdu atstāt maliņā, lai tur valdītu miers un zinātne. Tas bija drosmīgs solis, un šis solis uh, tikai norāda, ka ledainais kontinents un tā ūdens ir svarīgāk nekā politika. Un tādēļ Antarktika 2020 uh, pagājušajā gadā tika izveidots, īpaši izcelts arī Parīzes miera formā, kā viens no desmit projektiem, kas šogad tiks atbalstīti. Un tieši tādēļ um, Antarktīdas uh, dzīvo resursu aizsardzības komisijas 25 biedri ir lēmuši aizsargāt Dienvidu okeānu. Eiropas Savienība ir viens no šiem biedriem. Un visi pierādījumi rāda, ka uh, vislabāk Dienvidu okeānu aizsargāt ir uh, īstenojot uh, liela apmēra jūras aizsargāto zonu radīšanu. Uh, un um, Dienvidu okeāna aizsardzība ir tas, uz ko aicina arī jaunieši. Eiropas Savienība ir piedāvājuši divas uh, liela mēroga aizsarg aizsargāta zonas Dienvidu okeānā - Antarktīdas austrumu daļa un Vedeli jūra. Austrum Antarktīda ir gandrīz uh, viens miljons kvadrātkilometru mm, plaša teritorija, ko Francija pirmoreiz definēja 2011. gadā, bet, nu, ir nedrīkstam vairs gaidīt. Protams, ka Dienvidu okeānu aizsargāt būs uh, grūti, un tas nav tādēļ, ka trūktu naudas vai tehnoloģiju vai zināšanas. Ģeopolitika un nacionālās intereses saduļķošos gandrīz uh, kristāli skaidros ūdeņus, uh, neļauj citiem rīkoties. Mēs vienkārši nerīkojamies. Ko tad mēs īsti gaidām? 2015. gadā Baraks Obama parādīja, ka Dienvidu okeānu aizsardzība ir tiešām sarežģīta, bet jā, to tomēr varam paveikt. Baraks Obama ar savu kolēģi. Uh, Uh, kas ir Ķīnas vadītājs savulaik Xi Jinping. Viņi kopīgi runāja uh, par uh, Rosa jūras aizsargātās zonas izveidi Dienvidu okeānā. Nākamajā gadā ar Krievijas atbalstu tika panākt vienošanās un tika izveidota lielākā jūras aizsargātā zona pasaulē. Šogad Eiropas Savienībai un Francijai ir jārīkojas ir jānosaka par prioritāti šīs planētas izdzīvošana. Karmen Vella, Federika Mogherīnī un Donalds Tasks ir apņēmušies, ka Eiropas Savienība aizsargās arī Dienvidu okeānu. Ksī Žimping ieradīsies Eiropā, vispirms viņš ieradīsies Monako, pēc tam dosies Parīzi un varbūt pēc tam ieradīsies arī Briselē. Tas, ko gribu jums teikt šodien, pārstāvot Antarktika 2020 grupu, ziņa no jauniešiem, kas ir klātesoši arī šajā zālē, ir sekojuši. Rīkosimies klimata jomā, rīkosimies saistībā ar bioloģiskās daudzveidības zudumu. Un tādēļ jāaizsargā Dienvidu okeāns. Paldies! Thank you very much, Genevieve. Liels paldies, Genevieve! Es domāju, ka mēs visi darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai aizsargātu Dienvidu okeānu. Un, nu, dāmas un kungi, okeānu draugi un aizstāvji, Uh, programmā ir noteikts, ka uzstāsies Daniela Fernandes. Viņai bija problēmas ar vīzu, viņa nevarēja šodien ierasties, reizēm tā gadās. Un tādēļ ir divi citi jauniešu pārstāvji, kas viņu aizstās. Nelevan Hoivēgen, ANO jauniešu delegāti debatē uh, Nīderlandiešu valodā, flāmu valodā jauniešu padomas Beļģijā pārstāve, un viņa da, uh, uzstāsies kopā ar Sebastaņu Vilmārtu, kas savukārt pārstāv franciski runājušos jauniešu padomu Beļģijā. Nele, jums vārds vispirms lūdzu. Dargie delegāti, komisāri, visu paudžu pārstāvji. Liels paldies, ka dodat iespēju mums uztaukties, um, mums šodien uzstāties. Mēs pārstāvam Beļģijas jauniešu padomus, bet uh, esam ieradušies, lai ļautu sadzirdēt ļoti būtisku jautājumu jauniešu prātu - fiziskā vide, mājas un nākotne. Nākamā nedēļa vairāk nekā miljons no mums jau pagājušajā nedēļā vairāk nekā miljons jauniešu devās ielās, lai visus aicinātu spērt soļus klimata pārmaiņu jomā. Te mēs nerunājam par bērniem vai nākamo paudzi. Te mēs runājam par mums, mūsu nākotni veselība un cilvēces uh, labklājība ir tiešā veidā saistīta ar vides esošo situāciju. Globālā sasilšana ir uzsildījusi okeānu ūdeņus, uh, kas atbilst um, vienai atombumbas sprādzienam katru sekundi pēdējo simts gadu laikā. Jūras um, dzīv, dzīvība jūrā mirst, un ja ne, pat ja mēs apturēsim emisijas tagad Arktikā, uh, Eh, līdz gadsimta beigām valdīs par pieciem grādiem eh, augstāka temperatūra. Mēs vairs nevaram apturēt klimata pārmaiņas. Mums jācīnās par tādu līmeņu saglabāšanu, kur eh, cilvēcei būtu iespēja izdzīvot. Līdz 2100. gadam vairāk nekā puse mūsu okeānu būs citā krāsā nekā šodien. Iedomāsimies satelīta attēlu mūsu zilajai planētai un to vairs neatpazīstot. Nemainīsies jau tikai krāsa. Uh, Koraļu rifī, kas uh, uh, ir 25% visas uh, jūras dzīves, ir uh, tātad tikai 1% apmērā no visas teritorijas, bet IPPC norāda, ka neskatoties to, ka ja pats tiktu ierobežota pasa, uh, tātad klimata uh, Uh, sasilšana par pusotru uh, grādu, mēs zaudēsim 90% visu koralrīfu. Tajā pašā laikā OECD valstīs zivsaimniecības, zvejniecības subsīdijas vēl aizvien ir ievērojamas, un Eiropas Savienība vēl aizvien nāk klajā ar likumdošanu, kas a, uh, pilnībā neatspogļo Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas, piemēram, tiesības uz ūdeni vai pilnīgs a, aizliegums glifos, glifosofātiem. Reālā, ar šādu realitāti, kā varam nerīkoties, Eiropa ir veikusi veselu virkni iniciatīvu, bet tas mūs neizglābs, nu, katastrofas, kas gaidāma, zinām, ka jūs runāsiet par zilo ekonomiku, saprotam, ka šis jaunais termins, tam jābūt kam vairāk nekā tikai sauklim, tai ir jābūt būtiskajām pārmaiņām praksē, kas pilnībā mainītu mūsu to, kā rīkojamies attiecībā uz okeāniem. Nedrīkstam veikt pasākums, kas kaitē videi, gribam, lai jūs visi apņemtos un īstenot šos mērķus. Okeāni ir jaunā Eldorado. Redzam, ka tas ir enerģijas, transporta, minerāla resursu, pārtikas un uh, atpūtas iespēju avots. Tomēr uh, dzīvojam uz planētas kopā ar citiem iedzīvotājiem un esam visi viens no otra atkarīgi un to nekad nedrīkstam aizmirst. Okeānu ekosistēma aizsardzība ir viens no spēcīgākajiem veidiem, kā cīnīties ar klimata pārmaiņu kaitīgo ietekmi un nodrošināt dzīvotspējīgas ekosistēmas attīstību un uh, izdzīvošanu, kas nāk par labu videi, dzīvniekiem, cilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tādēļ būsim nopietni aicinām jūs Eiropas saimnībā nāk klajā ar normām zvejsaimniecības sektorā, kas būtu krietni ambiciozāks, kā arī plasmas stratēģija un jūras uh, aizsardzības zonu izveidi. Thank you. But this and global... Bet globālo okeānu pārvaldība eh, ar to vien nepietiks. Cīņa pret klimata pārmaiņām ir cīņa pret uh, badu, nabadzību, veselības, aprūpas trūkumu un nevienlīdzību. Mēs gribam, lai jūs rīkojaties struktūrēti, mēs gribam, lai jūs pārmainat šo sistēmu atbilstoši fiziskajai šīs planētas realitātei un atbilstoši cilvēku reālajām vajadzībām. Te mēs nerunājam tikai par okeānu tīrīšanu. Nedrīkst tos piesārņot. Visi zinām, kāda ir situācija, visi zinām, kāda ir risinājumi. Tomēr šķiet, ka jūs um, izvēl, esat izvēlējušies uh, darīt ko citu. Um, reizēm problēmas šķiet nepārvaramas, bet ir daži pasākumi, par kuriem mēs gribētu jums atgādināt. Ir jārunā par naudu. Pēdējais brīdis runāt par to, ka uh, tiktu ieviesta fiskālā taisnīga situācija un nodokļu vides jomā, un tas nedrīkst palikt tikai uz papīra, tas ir jāizno darbos. Eiropas Savienības fiskālajiem ieņēmumiem ir jāpieaug, izveidojot kaut kādu veidu oglekļa nodokli. Nākamajai Eiropas komisijai ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tā ir jābūt prioritātei, ir jāpieņem pasākumi, kas no iz, iz, izvairītos no fiskālā dempinga. Sociālajie apsvērumi tiem ir jābūt šādu iniciatīvu pamatām. Eiropas Savienībai un visām tās dalību valstīm ir jā, jāpieņem jauna izpratne par sabiedrisko finansējumu. Uh, novirzot finansējumu, paturot prātā ilgspējīgas attīstības mērķus, ir jāinvestē tur, kur tas radīs pārmaiņas. Bet te mēs runājam ne tikai par uh, publisko finansējumu un subsīdijām. Ir jābūt jaunai izpratnē par tirzniecību. Tas nākt par labu gan iedzīvotājiem, gan videi ir jāpāriet no nesamērīga mm, naudas uzkrājumiem un neveselīga dzīves standarta īstenošanas. Piemēram, varētu pieņemt cilvē, cilvēces attīstības indeksu kā galveno tātad izaugsmas rādītāju, neskatoties tikai uz IKP pieaugumu. Eiropas Savienībai ir jā, jā jāīsteno Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumi ar mēģi stiprināt arī pievēršanos vides problēmām un bažām. Zinām, ka ASV ir spērus zināms nelielus soļus, ir arī piedāvājumi paaugstināt Eiropas saimnības budžetu un ar klimatu saistītos izdevumus par 25%, ir skaidrs, ka ar to nepietiek. Ja atlikušais uh, budžets uh, kancelē um, CO2 emijas, emisiju samazināšanas mērķus, tad Eiropas Savienībai jānāk klajā ar citiem priekšlikumiem. Jaunieši ielās devušies jau nedēļām ga, uh, ilgi, tādēļ mums ir jāmaina sistēma, ne tikai saistībā ar klimatu pārmaiņām. Gribam runāt ne tikai par ekonomiku, gribam, lai jūs visi runātu par starp paudžu tiesi, vienlīdzību un līdztiesību un uh, Uh, līdztiesība tik nodrošināta visos līmeņos - zinātnes, atzinumi, tehniski risinājumi un kritiskā masa. Visi šie priekšnosacījumi ir sasniegti. Nākamais solis ir politiskā drosme. Šis ir īstais brīdis pie tā ķerties un rīkoties. Sabiedriskā doma atbalsta šo virzību, un uz kārts ir likta mūsu nākotne. Mūsu signāls ir ļoti skaidrs. Jums ir iespēja izvēlēties, uh, kurā vēstures priekškara pusē jūs vēlties būt. Uh, Mēs vēršamies pie jums, aicinām mūs strādāt kopā, aizsargāt mūsu nākotņu, mūsu paudzes un nākamo paudžu nākotni. Esiet lūdzu daļa no šīm pārmaiņām. Paldies! Wow, Niela, Sebastian, I think everybody listened very carefully. Liels paldies, eh, Sebastiāns. Šķiet, ka visi ļoti uzmanīgi jūsos klausījā, klausījās. Tas bija patiešām aizkustinoši. Mēs eh, klausāmies eh, jūsos un, protams, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Ir grūti um, būt politikā pa, pa īstam. Līdz ar to atklāšanas ceremonija ir beigusies, tagad ir paredzēta kopīga fotografēšanās mēs visi šeit no prezidija galda nokāpsim lejā, pagriezīsimies ar muguru pret eh, zālē sēdošajiem, tad visi piecelsies kājās, kas ir zālē, un mēs kopā nofotografēsimies. Bet eh, vispirms es eh, paziņošu par izmaiņām nākamajā panelī. Alēns Kadeks, kuram vajadzēja vadīt šo paneli, Zilzēniecības komitejas priekšādētājs, diemžēl nevarēs ierasties, tāpēc uh, Um, ka viņam lidojums aizkavējās, tāpēc uh, Daniela Mato vadīs šo paneli. Un es gribētu aicināt visus uh, nākamā paneļa dalībniekus uh, pēc fotografēšanās nākt apsēsties šeit pie galda. Tātad, kā jūs paskaidrojam, mēs nokāpsim lejā, pagriezīsimies ar jums pret muguru, un tad kāds mūs visus kopā nofotografēs.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 or just a stunning sunset on the beach, what you see is our mission. Hi. Hello to everybody. Labdien visiem! Sirsnīgi sveicu jūs uh, Eiropas parlamentā. Es eh, vēlētos, lai jūs uzliekat austiņas, un tas ir jādara divu iemeslu dēļ. Jo, they had fonts. Jums ir austiņas? Labi. Pirmais iemesls Es esmu viens no 550 miljoniem cilvēku, kas runā spāniski, un es vēlētos, lai jūs uh, izmantotu arī tūkošanas iespējas. Un otrs iemesls ir tas, ka mums ir otrā labākā tulku komanda pasaulē, un noteikti, ka vajadzētu izmantot uh, šīs iespējas. Mi kolēģa Mesner, ja... Manā kolēģe Meisners kundze jau atvainojās komitejas priekšsādātāja vārdā. Diemžēl Annas Kadeks nevarēja ierasties. Un es varu teikt, ka man nav žēl, ka viņš nevarēja ierasties, jo tas man ir devis iespēju vadīt šo lielisko runātāju paneli. Bet, nu, protams, mums ir žēl, ka Lāns nav mūsu vidū. Uh, Jebkurā gadījumā es eh, vadīšu šo paneli un kā priekšsēdētājs sirsnīgi sveicu visus mūsu runātājus, kom, institūciju pārstāvis un, protams, arī sveicu savus kolēģus no parlamentā. Bija paredzēts, ka es arī uzstāšos, bet, protams, ka es nedošu pats sev vārdu, un tāpēc uzstāšos jau tagad, pašā sākumā. Mēs mazliet mainīsim uh, Uh, runātājs sarakstu. Kā jau tika norādīts, trīs ceturdaļas no mūsu planētas klāj ūdens, un okeāni, protams, aizņem vislielāko daļu. Okeāni un jūras ir tie, kas aizņem 70% no zemeslodes uh, virsmas. Protams, ka okeāni ir ļoti būtiski dzīvībai, ne tikai dažādu veidu dzīvajām būtnēm, bet arī mums, cilvēkiem. Tāpat arī ir jāatgādina, ka Eiropas Savienībai ir 25 dalībvalstis, kurām ir jūras robeža. Es esmu no Kanārijas salām, un es uzskatu, ka mums, kā Eiropas Savienībai, ir pienākums un arī atbildība spēlēt nozīmīgu lomu okeāna pārvaldībā mums ir jāuzņemas arī īpaša atbildība pār zivsaimniecības sektoru. Un, ja ir runa par okeānu pārvaldību, tad eh, ko īsi nozīmē šis vārds pārvaldība? Es eh, gribētu pavisam īsi uzskaitīt desmit punktus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi okeānu pārvaldībā. Pirmām kārtām ir jānorāda, ka šāda laba pārvaldība pirmām kārtām sevi ietver visu iesaistīto pušu uh, labu sadarbību savā starpā. Zivsaimniecība nepazīst robežas, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga šāda kopīga zivsaimniecības politika. Un tas savukārt mums ļauj nodrošināt eh, to, ka dažāda veida darbības tiek veiktas saskaņoti. Šeit ir jāiesaistā eh, valdības eh, dažādos līmeņos, šeit ir runa gan par starptautiskām institūcijām, gan arī par uh, pavisam eh, sīkām pašvaldībām. Eh, laba pārvaldība ietver arī ekonomiskos operatorus. Tas būtu otrais punkts, ko es vēlējos pieminēt. Mums ir jāuzklausa ekonomiski operatori un arī NVO šajā jomā. Vienlaicīgi mums vajadzētu nodrošināt, lai šie ekonomiski operatori arī ar mums sadarbotos. Mēs eh, nevēlamies, lai mēs pieņemtu likumus, kas būtu paredzēti šiem ekonomiskiem operatoriem. Mēs vēlamies šos likumus pieņemt kopā ar viņiem. Un, protams, ka tas eh, sasaistās arī ar tādiem vienkāršākiem jēdzieniem. Varbūt tas izklausās tā mazliet eh, pedagoģiski. Gribu šeit pieminēt, piemēram, elektrisko zveju, eh, dažādu veidu tīklus, bet Ja mēs vēlamies eh, uzklausīt sabiedrības viedoklī, tad mums ir jāuzņemas atbildība un mums ir jārīkojas piesardzīgi. Mums šeit ir jāņem vērā zinātnieku atzinumi un mums ir jārīkojas arī ar pilnu nopietnību. Mēs nedrīkstam kļūt par demagogiem. Mēs nedrīkstam šeit eh, darboties tā, lai tas eh, kaut ko iedragātu. Tagad esmu nonācis pie ceturtā punkta. Uh, Nu, šeit īsnībā ir runa par jūras aizsardzību. Protams, ka šeit ir runa gan par sociāloģisko, gan arī ekonomisko priekšrocību, un mums ir jādomā par to, kā uzlabot uh, drošību jūrā, bet tas nav kaut kāds pašmērķis vai mm, kaut kas, ko mums vajadzētu darīt tikai darīšanas pēc. Tagad piektais punkts šajā desmit punktu sarakstā. Uh, Mums vajadzētu aizmirst par grūti saprotamiem terminiem, par tādiem terminiem, kurus ir grūti arī piemērot. Es esmu sapratis to, un eh, šī izpratne man eh, radās tikai salīdzinoši nesen. Mums ir jādomā, piemēram, par ilgspējīgu. Šis jēdziens ir aizņēmis ļoti daudzu zinātnieku un arī rūpnieku prātus. Mums vajadzētu saprast, ka saprast, ko tas īsti nozīmē, un jo īpaši mums vajadzētu saprast, kā to piemērot praksē. Mums ir jāliek uzsvars uz reāli sasniedzamiem mērķiem. Mēs nedrīkstam šeit iegrimt tikai terminos. Un tagad pāriešu pie sestā punkta savā sarakstā. Uh, Šeit ir runa par lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz pārvaldību un resursu izmantošanu. Šāda veida lēmumi ir jāpieņem kopā ar attiecīgo jomu ekspertiem. Organizācijas, kas aizsargā vīdi, kas ir mm, aizņemtas ar dabas daudzveidīguma nodrošināšanu, un tas pats attiecas arī uz zvejas pārvaldību. Uh, Mums ir vajadzīgi tādi instrumenti, kas eh, reāli darbotos. Mums ir jāstiprina gan reģionālās, gan arī globālās iestādes, un vajadzētu arī gūt labumu no jau ieguldītajiem pūliņiem. Šeit nav runa, teiksim, ka ja nav rezultātu, tad tiesību akti ir slikti. Iespējams, ka tie vienkārši netiek labi piemēroti vajadzētu nodrošināt, lai vienādi noteikumi tiktu piemēroti visām flotēm, kas darbojas Eiropas Savienības teritorijā. Protams, ir jāatcerās, ka dabas aizsardzības standārti Eiropā ir ļoti augsti. Tas attiecas arī uz ilgtspējīgumu, un mums vajadzētu panākt saskaņotību arī starptautiskā līmenī. Pretējā gadījumā mūsu flotes būs sliktākā stāvoklī. Eiropai būtu jākļūst par līderi, vedot sarunas ar um, starptautiskajiem partneriem. Vajadzētu panākt, lai visi partneri uzņemtos uh, savus pienākumus, mm, ja ir runa par um, resursu ilgspējīgu pārvaldīšanu. Protams, ka zivsaimniecības politika saskaras ar ļoti daudziem izaicinājumiem um, pārmērīga zveja, klimata izaicinājumi un arī nelikumīga, nedeklarēta zveja. Pēdējo desmitgadu laikā Eiropas Savienība ir ļoti cīnījusies ar šo sērgu. Tas ir viens no jautājumiem, ar ko nodarbojas kopējā zivsaimniecības politika. Es eh, gribētu pateikties komisijai, ka tā ir mobilizējusies un uzsākusi cīņu pret nelikumīgu zveju. Vajadzētu nodrošināt, lai visas zivis, kas tiek noķertas, arī nonāktu mūsu tirgos. Gribēju arī pieminēt eh, zveju un akvakultūru. Kādu lomu vajadzētu spēlēt eh, akvakultūrai mūsu zivsaimniecības politikā? Mums ir jādomā par pārtikas nodrošināšanu mūsu pilsoņiem, un šeit akvakultūra, protams, var spēlēt savu lomu. Vēlos runāt arī par transportu un par jūras zīļu izmantošanu, par uh, jūras piesārņojumu, par uh, klimata sasilšanu. Visas šīs idejas ir uh, ļoti būtiskas. Mums vajadzētu nodrošināt uh, labu okeānu pārvaldību. Tas ir būtiski visai cilvēcei. Mums vajadzētu mobilizēties, lai mēs varētu izmantot jūras resursus. Vienlaicīgi okeāniem ir jāpaliek tīriem, tie vajadzētu būt produktīviem un nodrošināt arī uh, tiem aizsardzību. Jaurā, me gustaría. Un uh, tagad es uh, vēlētos uh, dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Eiropas komisija ir šīs konferences viena no organizētājām. Vēlos atgādināt, ka Katram runātājam tiek piešķirts laiks uz apmēram četrām minūtēm. Pirmais izteiksies Žoao Agjārs Mačado. Viņš ir Eiropas komisijas eh, jūrniecības un zivsaimniecības lietu ģenerāldirektorātā ģenerāldirektors. Paldies, Gabriel! Godājam Eiropas parlamentā deputāti, komisārs Velaskungs, dāmas un kungi! Sākumā es vēlētos norādīt, ka mēs uh, uzskatām, ka šīs orga konferences organizēšana kopā ar Eiropas parlamentu ir ļoti svarīga. Tāpat arī es vēlos uh, pieminēt lielo jauniešu skaitu zālē. Arī tas, mūsuprāt, ir ļoti būtiski. Domāju, ka šādas konferences organizēšana Eiropas parlamentā ir uh, tāda kā prelūdija jaunas komitejas izveidēji parlamentā, komiteja, kas varētu nodarboties ar jūrniecības jautājumiem. Domāju, ka tas ir eh, nākamā sasaukuma uzdevums. Tas noteikti nāktu par labu mums visiem. Es eh, vēlētos arī pateikties tiem deputātiem, kas jau ir ieguldījuši pūliņu šādas komitejas izveidē, jo īpaši gribu pateikties eh, Gezīnai Meisnerei un arī uh, uh, Santos kungam, viņi ir vienmēr uzsvērši to, cik ļoti okeāni parlamentam ir būtiski. Vēlējos norādīt, ka okeāni un jūras ir vitāli svarīgi visiem šeit zālē, vienalga vai jūs dzīvojat pie jūras vai iekšzemē. Okeāni cilvēka dzīvībai, cilvēka izdzīvošanai uz šīs planētas ir vitāli nepieciešami, bet, protams, ka okeāni ir aizsargājami, tiem ir vajadzīga daudz labāka aprūpē, pārvaldība un aizsardzība. Mēs, kā globāla kopiena, esam atstājuši okeānus novārtā uz ļoti ilgiem gadiem. Tad, kad pirms eh, četriem gadiem Eiropas komisija Eiropas un starptautiskajiem partneriem vaicāja, vai viņi uzskata, ka pašreizējais okeāna pārvaldības ietvers ir efektīvs un gan adekvāts, gandrīz visi aptaujātie atbildēja ar nē. Un šī negatīvā atbildē neizrietēja no mm, kopējās sistēmas, kas balstās uz ANO jūras tiesību konvenciju. Uh, Nav jau tā, ka šī struktūra būtu nepareiza, bet vēl ar vienu pastāv ļoti daudz trūkumu starptautiskajos instrumentos, tāpat arī ir vērojama ļoti liela neefektivitāte piemērošanas darbā, tāpat arī trūkst koordinācijas starp gadu gaitā izveidotajām iestādēm. Tikai ar spēcīgu starptautisku sadarbību, kas, protams, nav viens no populārākajiem, uh, Eh, tematiem mūsdienās mēs varēsim šo problēmu atrisināt. Kaut galā šī problēma ir milzīga un tai piemīt pārobežu raksturs. Mēs varēsim to atrisināt tikai tad, ja mēs sadarbosimies un darīsim to valstu starpā. Kopš mēs uzsākām šo iniciatīvu, mēs esam sadarbojušies ar komisiju un ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Šeit komisārs Velo un, uh, un Federika Mogherīni ir sagatavojuši īpašu dokumentu. Mūsu mērķis ir uzlabot pašreizējo situāciju. Ir pagājuši četri gadi, un uh, komisārs Velo jau savā uzrunā pieminēja, ka mēs pirmo reizi publicējam progresa ziņojumu par to, uh, ko mēs esam paveikuši, kas ir izdarīts un ko no tā, ko mēs paši noteicām sev kā uzdevums pirms četriem gadiem, ir jau, uh, esam jau paveikuši. Šeit ir runa par dažādiem pasākumiem, tā skaitā arī zivsēmniecības nozarē. Es vēlētos sākt ar kādu ļoti svarīgu nolīgumu, kas tika pieņemts pagājušā gada oktobrī par arktisko zveju. Šis nolīgums aizliedz zvejot centrālajā Arktikas reģionā uz 60 gadiem. Šis ir uh, pirmais šāda veida pasākums starptautiskajā kopienā. Years, the... Tātad uz 16 gadiem ir aizliegts zvejot šajā reģionā, un šis termiņš tiks pagarināts vēl uz 16 gadiem, ja puses vienosies. Mēs esam ļoti cīnījušies arī pret eh, nelegālo zveju. Esam izveidojuši ļoti spēcīgus instrumentus Eiropas Savienības līmenī. Ar šo instrumentu mums ir izdevies mainīt ļoti daudzu mūsu partneru uz, uzvedību. Mums ir izdevies atbrīvoties no nelegāli zvejotām zivīm Eiropas Savienības tirgos. Tāpat arī mēs esam izveidojuši daudzus partnerības nolīgumus ar trešajām valstīm. Ša, šie nolīgumi ir kļuvuši par iedvesmu savotu jaunai zivsainiecības politikai, kuras centrā ir ilgtspējība un zivju krājumu veselība. Šos jaunos principus esam iekļāvuši jau daudzos nolīgumos ar Mauritāniju, ar Maroku, ar uh, Gabo Verdi, Gvinēju Bisavu un šajos pēdējās paaudzes eh, līgumos esam iekļāvuši arī jūrniecības ekonomikas, jeb ilgspējīgas eh, zilās izaugsmes eh, nosacījumus. Tātad mēs ļoti iestājāmies par zilās ekonomikas attīstību. Par šo jautājumu ir ļoti liela interese, un šķiet, ka daži no runātājiem atklāšanas ceremonijā jau to pieminēja. Tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem. Zilo ekonomiku vienmēr vajadzētu skatīt kopā ar ilgtspējīgumu, tā lai mēs varētu izvairīties no kļūdām, kas ir pieļautas uz savas zemes. Eiropas Savienībai ir jābūt ticamai starptautiskā līmenī, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt ticamiem arī savā starpā. Šeit vēlētos runāt par to, kas jau ir izdarīts dalība valstīs, parlamentā un pašā zilsēmniecības sektorā esam darījuši ļoti daudz, lai zivju krājumi Eiropas Savienības ūdeņos būtu ilgtspējīgā līmenī. Protams, ka viss vēl nav paveikts, vēl ir vajadzīgs progress, bet pēdējos gados mums zivju krājumi nekad nav bijuši tik ilgtspējīgi kā pašlaik. Redzu, ka esmu jau pārsniedzis sev atvēlēto laiku, un tāpēc vairs nerunāšu ilgāk, bet pagaidīšu, varbūt tiks uzdoti jautājumi. Vēlreiz paudīšu savu prieku par to, ka kopā ar parlamentu mums ir izdevies norganizēt šo pasākumu, un jau tagad priecājos par diskusijām. Paldies! Paldies, Žuau! Es zinu, ka četras minūtes nav nekas, bet mums ir, diemžēl, eh, jāievēro darba kārtība. Gribu aicināt visus runātājus nerunāt ilgāk par četrām minūtēm. Un eh, tagad došu vārdu Kristiānam Lefleram Viņš ir Eiropas ārējās darbības dienestā ģenerālsekretāra vietnieks. Chair, um, and thank you to the European. Paldies priekšādātāji, paldies arī Eiropas parlamentam par to, ka tas ir norganizējis šo pasākumu. Paldies visiem, kas ir ieradušies. Man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt, ka šī konference ir piesaistījusi tik daudzus pārstāvis no institūcijām, no pilsoniskās sabiedrības, no privātā sektora, no dažādām pētniecības un zinātnes institūcijām. Es uzskatu, ka tas ļoti labi parāda, ka mums ir jāskatās uz šiem okeāniem visaptveroši. Mums nevajadzētu darboties atsevišķi pa nozarēm. Mums ir kopā jāuzņemas atbildība par risinājuma meklēšanu. Mums ir vajadzīgi droši, tīri un ilgspējīgi pārvaldīti okeāni. Meklējot šos novatoriskos veidus, kā pārvaldīt okeānus, Eiropas Savienība dod priekšroku um, pārsektoru pieejai, un šeit ir jāņem vērā uh, dažādas iniciatīvas. Šīs sadarbības pieeja ir, atjau, uh, ir, uh, ir iekļaut arī stratēģijā par uh, okeānu pārvaldību, kas uh, tika atjaunota nu pat 15. martā. Uh, Iepriekš eh, šī stratēģija tika pieņemta 2016. gada beigās. Eiropa ir ļoti aktīvi darbojusies pie šādiem multilaterāliem pārvaldības aspektiem. Mēs vēlamies, lai visi noteikumi tiktu īstenoti. Mums ir jāizpild arī regulatīvie trūkumi, mums ir jānodrošina labāka sadarbība un ir jāatrod jaunas iniciatīvas. Mēs esam pārliecināti, ka okeāniem ir jābūt startautiskai prioritātei, tāpat arī tie ir jāiekļauj Eiropas Savienības ārlietu darbu kārtībā. Ņemot vērā lielo neskaidrību pasaulē, Eiropas Savienība vēlas būt racionāla un atbildīga spēlētāja, runājot par saviem principiem starptautiskā kopienā un sadarbojoties ar citiem. Tas iet roku rokā ar mūsu atbalstu uh, starptautiskai kārtībai, kas balstītos uz noteikumiem. Tāpat arī mēs paužam savu atbalstu ANO 2030. gada ilgspējīgas attīstības darba kārtībai. Tas atspoguļojas arī Eiropas Savienības iekšējos uh, dokumentos, tātad globālā stratēģija pār ārlietu jautājumiem. Arī šeit okeāni ir ļoti svarīgā vietā. Uh, Pēdējos trīs gados mēs esam runājuši arī um, divpusējos dialogos ar trešajām valstīm par okeānu problemātiku. Mēs eh, to darām tāpēc, ka mēs uzskatām, ka jūrniecības drošība ir priekšnosacījums attīstībai, darba vietu radīšanai, eh, drošiem tirzniecības ceļiem. Tāpat arī tā ļauj tālāk attīstīt uh, jūras un okeānu vīdi un ļauj nodrošināt eh, okeānu pārvaldību, domājot par eh, veselību un drošību jūras un okeānu vidē. Mans draugs Šoāo Mačādo nu pat pieminēja, ka Eiropas Savienība palīdz daudzām valstīm cīnīties pret eh, nelikumīgo zveju savās teritorijās, tā lai uzlabotu okeānu pārvaldību visur. Mūsu mērķis ir nodrošināt arī cīņu pret plasmasas piesārņojumu pilnīgi visur. Šeit mēs sadarbojamies ar ASEAN valstīm Dienvidu Austrumāzijā. Esam uzsākuši arī diplomātiskus kontaktus ar citām valstīm, lai aizsargātu um, Arktikas un Antarktīdas reģionus. Mēs esam bijuši arī pionieri okeānu pētniecībā, esam uh, ļoti daudz investējuši starptautiskā pētniecības sadarbībā, tā skaitā te runa par satelītu monitoringu programmām, šeit grib pieminēt Kopernikus programmu. Mēs esam eh, strādājuši aktīvi pie tā, lai jūras un okeāni būtu droši gan Eiropas Savienībā, gan arī blakus tai. Esam strādājuši arī pie gariem a, eh, jūras a, eh, ceļiem. Te ir runa gan par uh, Arktikas, gan arī citiem reģioniem. Esam arī strādājuši pie ANO jūras tiesību konvenciju piemērošanas. Esam to darījuši gan ar šiem divpusējiem dialogiem, gan arī dažādām konferencēm, ko jau pieminēju. Tas viss ļoti labi saskan ar ANO 2030. gada um, ilgspējīgas attīstības darba kārtību. Protams, ka ir arī tādi tūkstošgads attīstības mēģi, kas attiecas uz uh, ilgtspējīgu jūru un okeānu resursu izmantošanu. Šie mērķi ir savstarpēji cieši saistīti, un progresu pie 14. mērķa mēs varēsim panākt tikai tad, ja strādās arī, ar strādāsim arī pie citiem mērķiem. Un šim mērķim ir ļoti liela nozīme. Mums ir jārīkojas aktīvi, lai nosargātu okeānus, un tieši tāpēc mums ir jābūt vēl ambiciozākiem un ir jāuzņemas lielāka iniciatīva. Uh, Mums ir jāstājas pretī šiem globālajiem izaicinājumiem, un mēs nedrīkstam atteikties no savas atbildības. Galu galā šeit ir runa par dzīvi okeānos un par okeānu izdzīvošanu. Te ir runa par cilvēku un mm, tautu izdzīvošanu. Te ir runa par visiem, kas dzīvo gan pie okeāniem, gan arī iekšemē. Uh, Visi uz mūsu planētas ir savstarpēji saistīti un atkarīgi no jūras un okeānu izdzīvošanas. Tieši tāpēc es gribu dzirdēt jūsu jautājumus un komentārus, jo mūsu mērķus varēsim sasniegt tikai tad, ja mēs nodrošināsim sadar sadarbību Eiropas un arī pasaules līmenī. The... Liels paldies, un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Eh, un jūs varat izteikties maksimums trīs minūtes. Eh, saprotu, tas nav daudz. Bet eh, vispirms došu vārdu Hosei Ignācijau pārējām. Paldies, priekšsēdētāji, cieniemies Gabriela Mato. Man uh, mīļākais komisārs Karmena vēl ir tur, lejā, un paldies par uh, darbu, uh, ko dara okeāna saglabāšanas jomā. Vēlētos arī sveicināt kolēģi Gezīnu Maisneri. Un visbeidzot, es gribētu eh, sveikt savu kolēģi um, Karlo Zamsu un uh, pārējos kolēģus, kas šeit ir, un Portugāles uh, direktoru no um, Zivsaimniecības uh, ģenerāla direktorāta Eiropas komisijā. Um, mums uh, Portugālē ir senas tradīcijas un saistība ar okeānu, um, un paldies visiem parlamentā, kas strādā šajā jomā. Eiropas Savienība ir uzņēmusies atbildību saglabāt un ilgspējīgi izmantot okeānus un jūras un okeānu resursus. Tas viss ir iekļauts uh, 2030. Uh, gada programmā un tad, kad es biju referents par šo tēmu uh, eh, 2017. gadā, Eh, es vēlētos eh, runāt par trīs galvenajiem aspektiem, kas ir saistīti ar okeāniem un eh, lai saglabātu planētu zīlu - vidas aizsardzību, kli, klima diplomātiju un uh, zilo resursu saglabāšanu. Okeānus neapšaubām ietekmē cilvēku aktivitātes gan pagātnē, gan tagad. Piemēram, pārmērīga dzīvo resursu eksploatācija Eh, kas attiec uz zīvi resursu saglabāšanu, eh, lielā kontrole nav pietiekama. Ir eh, jāizveido ilgspējīgas zvejniecības praksa, nevis tāda, ko vada alkatība. Ja okeāns joprojām, lai o, okeāns joprojām būtu pārtiks avots, ir um, iespēja izmantot akvakultūru, un te ir svarīgi mācīties no labākās pieredzes un izvairīties no negatīvajām lietām, kas ir saistīts ar audzētām zivīm. Brexit sēkas arī tās ir e, jāņem vērā, jo mēs zaudēsim daļu Atlantijas ūdeņu teritoriju zivsaimniecībā. Zilā izaugsme ir svarīga lieta, bet es gribētu minēt arī pētniecību un enerģētiku. Svarīgi ir investēt tīrajās tehnoloģijās un tīrā enerģijā. Uh, un e, tas nozīmē, ka jāturpina veikt pētījumi attiecībā uz okeānu potenciālu un investīcijas zilajā ekonomikā. Jo tas galu galā varētu samazināt CO2 izmēšus, kas katru gadu notiek atmosfērā un radīt pār par 500 tūkstošiem jaunu zaļo darba vietu. Uh, Protams, eh, kā okeānu, ne visus okeānu ūdeņus eh, apdraud eh, naftas iegū jūrā, bet daudzas dalībvalsts tomēr turpina šo uh, eksploatāciju, un tas var radīt un ietekmēt klimata pārmaiņas. Eiropieši uh, ir apliecinājuši, ka vēlas pāriet uz zemu oglekļa ekonomiku un vēlas uh, Eh, lēnām pāriet eh, no, eh, atteikties no naftas iegūs jūrā. Runājot mm, par dabas aizsardzību, okeāni joprojām ir apdraudēti. Piemēram, varības vilnu mēslojumu nonākšana no lauksaimniecības okeāna ūdeņos, smago metālu nonākšana ūdenī, farmacētisko uh, produktu bez nonākšana ūdenī un, protams, arī jūras piegražošana ar plāstmas atkritumiem. Tas viss rāda ekonomiskos zaudējumus piekrasts kopienām. Mēs tagad esam izstrādājuši stratēģiju, lai izmantot, lai samazinātu vienreizēji lietomās plastikas, plastikas izmantošanu, un svarīgi ir um, šeit mainīt cilvēku uzvedību Mums ir jāpalielina eh, jūras piesārņojums savākšana. Jūras transports arī ietekmē globālo klimatu un gaisa kvalitāti, jo eh, rāda CO2 izmešus eh, ne tikai CO2, bet jāmin arī ir dažādi citas kaitīgās vielas, kā slāpekļa oksīds, sēra savienojumi un tām līdzīgi. Nemaz jau nerunājot par troksni, kaitīgo vielu noplūš, noplūdi e, okeānā, kas apdraud e, gan planktonu, gan lielos jūras dzīdi, zīdītājus. Un līdz ar to ir jārada moderna, mūsdienīga flote, kas varētu pārvarēt e, šīs grūsības. Klimata diplomātija, ekskluzīvās ekonomiskās zonas, uh, stiepjas 27 tūkstoši kvadrātkilometru garumā. Tā ir vislielākā šāda veida zona pasaulē. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāturpina spēlēt vadošā loma okeāna pārvaldībā. Uh, Un tas nozīmē atbalstīt pārmaiņas un būt eh, kā eh, piemēram eh, starptautiskajā jūrlietu organizācijā, kā arī ANO konvencijā par klimata pārmaiņām. Arktisks reģio, Arktikas reģions ir ārkārtīgi svarīgs Eh, šai zonai ir liels eh, komerciāls potenciāls. Arktika mm, ir, protams, eh, tā, kas savieno okeānus, bet tā ir jāsaglabā neskārta, jo to apdraud mm, potenciālie piesārņotāji, tankuģi, kas pārvada naftu un um, arī ele, um, atomu lēdlauži. Mums ir jārūpējas par saviem zilajiem ūdeņiem un zilajiem resursiem. Paldies! Liels paldies, un tagad došu vārdu Ulrikai Radustai. Un, nu jā, trīs minūtes ir gandrīz neiespējami, bet eh, nedaudz vairāk. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi! Okeāniem nav nek nekādu uh, robežu un mums tiek teikts, ka nevajag uh, būvēt nekādus uh, sienas un robežas, bet lai varētu aizsargāt zivju resursu, ir svarīgi ilg Eh, ilgspējīgi organizēt zvejniecību, un tas prasa no mums kolektīvu rīcību, un te mēs nevaram rīkoties šauri nacer, nacionāli. Kādēļ Eiropa ir uzņēmusies šo uh, vadošo lomu? Atbildi ir vienkārša jo mm, bioloģiskās daudzveidības zaudēšana uh, jūrā un jūras piesārņošana vājina eh, mm, jūras ekosistēmu un neļauj jūrai darboties eh, kā klimata regulētājam. Bet eh, pašlaik beidzot jūras piesārņojuma jautājums ir no, nonācis laikrakstu un mēdīju virsrakstos. Paldies Dievam! Cik daudz dažādu uh, plasmas mikro daļiņu šobrīd atrod zivīs, kuras mēs ēdam? Nu, to neviens uh, pat nemaz eh, nav uh, iespējams izvērtēt. Tālāk, kas notiek ar jūras uh, transportu un ņemot vērā starptautisko jūras politiku, komisija ir uzlikusi par pienākumu arī starptautiskajā mm, eh, arēnā darboties arī Eiropas eh, Savienībā pildīt savas saistības. Tas ir saistīts arī ar reģionālo eh, konvenciju par jūras vidas saglabāšanu. Starptautiskajā līmenī koordinācijai ir īpaša nozīme, un svarīgi ir visus šos pasākumus veikt globālā līmenī. Un ja mēs runājam par ilgspējīgas attīstības mērķiem Barcelonas uh, konvenciju, dažādajām stratēģijām, kas ir eh, saistīti ar dažādiem sektoriem, kurus tas viss skar. Mums ir jābūt šādai te globālai uh, pieejai. Un tāpēc mums ir jāspēj atbildēt uh, par to, lai mēs neturpinātu ar dažādiem sintētiskiem materiāliem piesā, piesā, piesārņot jūru. Bet reizēm um, Deviņdesmit četri procenti no sīkajām piesārņojuma daļiņām, uh, kas nonāk jūras vidē, ir tādas, uh, kuras mēs varētu novērst Bet eh, šeit mums ir jāizvirz noteikts eh, mērķis, eh, lai nodrošinātu mūsu planēt, zilās planētas nākotni, lai nodrošinātu tās nākotni, nevis pieņemot jaunas likumus. Mums to pietiek jau tāpat, bet gan uh, ar to, ka mēs beidzot īstenosim šos pieņemtos likumus un pieņemsim, realizēsim arī noteikti sankcijas, pat ja tās ir sāpīgas, lai jūra varētu izdzīvot. Cilvēki to var izdarīt, un es to vēlos atbalstīt. Thank you very much. Liels paldies, Ulrik. Paldies, ka iekļāvāties laikā. Un, nu, uzklausīsim ekspertus nozares pārstāvis, un pēc šīm prezentācijām sekos jautājuma atbilžu sesija, lai konferences dalībniekiem būtu iespēja padalīties um, viedokļos, apmainīties ar viedokļiem ar ekspertiem. Ekspertiem katram maksimums 5 minūtes laika. Vispirms dosim vārdu Stīvam Trentam no Vides tiesiskuma fonda. Lūdzu, 5 minūtes maksimums. Paldies! Uh, Labdien, dāmas un kungi! Paldies par uzaicinājumu šodien uzstāties, paldies par laiku un uzmanību. Izteikšos īsi, lai iekļautos piecās minūtēs, un tādēļ uzreiz pāriešu pie svarīgākiem jautājumiem. Zilā planētas sirds ir apdraudēta, tādēļ jārīkojas, un, lai atrisinātu šīs problēmas, ir jāuzlabo pārvaldība. Manuprāt, ir trīs svarīgākie veidi, kā pārvaldību uzlabot. Pirmkārt, es domāju, ka nevaru neminēt to, ka mums ir jārīkojas uh, saistībā ar um, okeāniem, bet tam paralēli ir jārīkojas saistībā ar klimatu kopumā. Eiropas Savienībai jārīkojas aktīvāk, lai globālais temperatūras pieaugums nepārsniegt pusotru grādu. Ir jāpāriet ātrāk uz atjaunīgo enerģiju, jāatsakās no mūsu atkarības no fosilā kurināmā un jāpāriet uz nulles oglekļa ekonomiku. Uh, Pretējā gadījumā būs katastrofa visur, un tajā skaitā arī okeānos. Otrakārt, aicinātu mūs koncentrēties to, ka nepieciešama jauna pasākuma, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību tālajās jūrās. Esam panākuši progresu attiecībā uz nacionālo ūdeņu aizsardzību, bet divas trešdaļas no okeāna, 95% tilpumā tālais okeāns šobrīd nav viss aizsargāts. Uh, Zinātnieki aicina aizsargāt vismaz 30% okeānu, ja gribam nodrošināt kaut kādus ieguvumus un um, gūt labumu. Lai to panāktu, Eiropas Savienībai, parlamentam, komisijai un dalībvalstīm ir jārīkojas, jāizmanto vadība, jāstrādā pie jau uzsāktiem pasākumiem sadarbībā ar ANO, lai pārliecinātos, ka jaunais līgums, par ko notiek diskusijas, būtu satvers ekoloģiski pārstāvošam uh, jūras aizsardzības tīklu sistēmai attiecībā uz tālu jūru. Šī ir iespēja, kas mūsu paudzē tikai vienreiz dzīvē, vis, noteikti par prioritāti ilgspējīgu attīstību un noteikti uh, to, ka kaut kas nākotnē patiesībā arī mainītos un tiktu aizsargāts. Pēdējais aicinājums ir ar, saistīts ar caurskatāmību, resursu pārvaldību okeānos. Uh, Operatori turpina iegūt gūt labumu no zvejsaimniecības uh, nozares, pārkāpjot noteikumus un netiekot atklāti. Ir jāpārliecinās, ka ir iespēja saprast, kurš ko dara, kad, ko un kā. Vienkāršas izmaksu ziņā efektīvas izmaiņas, kas mainītu zvejsaimniecības uh, pārvaldības režīmu, nodrošinātu labāku caurskatāmību, mēs jau šobrīd visu to varam panākt. Pirmkārt, uh, Piemēram, tas, ka mēs informētu svarīgāko informāciju par kuģu atļaujām un darbībām. Uh, tam būtu tālajoša nopietnā mm, ietekme uz uh, nelikumīgo uh, operātoru atklāšanu, un tas nebūtu neradīt papildus izmaksas. Tas pats attiecas arī uz uh, globālu zvejas kuģu reģistru, ko Eiropas Savienība ir jau no sākotnējiem priekšlikumiem atbalstījusi. Re reģionālās zvejasemniecības um, pārvaldības organizācijas, uzņēmumu, nacionālās iestādes. Um, noteiktu, ka reģistrācijas numurs ir obligāts, tas mainītu visu sistēmu kopumā, bet izmaksas tam būtu minimāls. Un ļoti būtiski ir arī horizontāla pieeja, minerāļu ieguve jūrā, zvejsaimniecība ir jāatsakās no tā, ka reizēm ir iespēja izvairīties no pārkāpuma atklāšanas, no sankcijām. Tas apdraud gan jūras drošību, gan cilvēktiesības, gan vides drošību daudzveidību. Šajā kontekstā ir jārīkojas Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienība var pārliecināties, ka būtu atbildība, tātad operatori un valsts uzņemas atbildību par uh, kuģiem, kas uh, kuģo ar šo valstu karogiem. Caurskatāmība nav tikai vārdi, tie ir pasākumi, kas mums jau šobrīd ir pieejami, kur mēs varam rīkoties, un Eiropas Savienība tur varētu būt pionieris. Kopš izveidas Eiropas Savienība ir bijis spēks, kas strādā laba, labuma vārdā, globālā līmenī, bieži vien izmantojot uh, tirgus uh, tātad iespējas, lai panāktu labāku nākotni visai pasaulē. Esmu redzējis, kā komisija un parlaments rīkojas globālā līmenī, cīnoties ar nelikumīgu zveju visā pasaulē. Tagad nepieciešama identiska līderība, lai pilnībā īstenot Parīzes nolīguma mērķus un ambīcijas, lai panāktu jaunu ANO vienošanos attiecībā uz tāljūru un okeāniem, izt, eh, un izskaustu nelikumīgas darbības, kas apdraud visus pārējos pūles un centienus. Paldies! Thank you very much, Steve. Paldies, Steve. Un, nu, vārds bijušai komisārai Marijai Damanakī, kas tagad pārstāv dabas aizsardzības Nature Conservancy struktūru. Lūdzu. No. Ok. Labi. Paldies. Paldies, Gabriela. Es jau nepat norādīju, ka kļūstot vecākai, grūtāk eh, runāt kājās stāvot, tādēļ esmu šeit zāles priekšā. Dārgais komisāri Vēla, priekšsēdētāja kungs, parlamenta deputāti, Maisneres kundze, liels jums paldies par to, kas man šodien šeit uzaicinājuši. Prieks atgriezties šajā ēkā un redzēt, ka Eiropas senībai klājas labi. Eiropas Savienība ir ne tikai dzīva, bet spēcīga, dzīvotspējīga un vismaz tikpat dzīva kā okeāni. Prieks! Prieks par to. Ceru, ka arī pēc nākamajām vēlēšanām nekas drastiski nemainīsies. Cerēsim, ka varbūt situācija pat uzlabosies. Turēsim īkšķus. Under any capacity here. Nu, man, protams, eh, es šeit eh, gribētu tikai teikt, ka pārstāvu lielu vides organizāciju, vienu no lielākajām pasaulē. Tā atrodas uh, eh, ASV, Nature Conservancy. Strādājam 70 valstīs. Mums ir uh, okeāna programmas 26 valstīs, un par to gribēju jums stāstīt tādēļ, ka ceļoju pa visu pasauli kopš uh, atstāju Briselē, esmu visur pasaulē pabijusi. Tad, nu, mans sakāmais varat to paļauties. Varu tikai teikt, ka lepojos visur, kur esmu nonākusi, esmu sapratis, ka Eiropas Savienība ir pirmrendniece ilg, okeāna aizsardzībā, pārvaldībā, ilgspējībā. Un visiem, jo īpaši jauniešiem, varu tik, un gribu tikai teikt, ka mums jālepojas par to, ko darām. Eiropas parlamenta deputāts šodien man atgādināja, ienākot zālē, ka pēdējā reize, kad es šeit ierados, pēdējā reizē mēs balsojām par Eiropas Savienības zvejsaimniecības politiku, kas tagad ir spēkā. Mēs darām. Uzklausīju jauniešus, kas ar mums runā, viņi teica, dariet kaut ko, mēs jau kaut ko darām. Esam kaut ko arī izdarījuši. Un komisārs Vela pats jau arī norādīja, Mēs strādājam. Tādēļ ir arī progress. Ar nepacietību gaidām nākotni un raugāmies tajā ar optimismu, jo Eiropas Savienība ir te, esam darītāji, varam darīt ko vairāk. Vai jādara kas vairāk? Jā, protams, jādara vairāk. Vai okeāni ir apdraudēti? Jā, ir arī klimata pārmaiņas. Klimata pārmaiņas ir daudz ko mainījušas, pasaulē griežas un iet uz priekšu tik ātri, ka ir mainījušies spēles noteikumi kopumā. Frērkungs jau norādīja, ka ilgspējīgas attīstības 14. mērķis netiks īstenots, ja vien mēs to nesaistīsim ar citiem mērķiem. Klimata pārmaiņas ir milzīgi svarīgas. To var īpaši izcelt un gribētu atgriezties arī pie drauga Žoā teikto teiktā, ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, lai visu paveiktu. Jā, Eiropas Savienība ļoti svarīga, bet nevaram neko paveikt vieni. Okeānam nav robežu, tas ir milzīgs resurss, tas ir liels resurss arī Eiropas Savienībai. Tādēļ var tikai teikt, ka starptautiskā sadarbība ir būtiski svarīga. Ieraugāmies nākotnē. Es runātu par trim mērķiem trīs galvenās idejas jums pārdomām. Varam kopīgi pie tām strādāt, un esmu pārliecināta, ka Eiropas komisija, Eiropas parlaments un Eiropa padome visi darīs, kas to spēkos. Pirmkārt, svarīgākais mērķis ir 30 līdz 30. Zināsiet šo mērķi? 30% okeāna jāaizsargā līdz 30. gadam. Tas būs ļoti svarīgi ne tikai bioloģiskajai daudzveidībai, bet arī zilajai ekonomikai kopumā. Jo, ja, ekon, eh, ja okeāni nebūs labā stāvoklī, nevarēsim zvejot, nevarēsim atpūsties, turismu nebūs, neko nevarēsim darīt. Okeāna veselība ir mūsu veselība. 30 līdz 30 ir ļoti svarīgs mērķis. Otrs mērķis uh, eh, - okeāna tāljūru līgums. Vairāk to minēju, šobrīd ANO tas tiek pārnāts, es sadarbojos arī ar ANO, esošajā profesijā, savā amatā. Tad es zinu, ka diskusijas notiek daudz ko daudz kas notiek, un Eiropas Savienība tur var uzņemties savu lomu. Eiropas Savienība var būt uh, pirmrindiece ar uh, labu līgumu, kas pie, piemērot piesardzības principus, lai zilās ekonomikas ek, uh, aktivitātes uh, tiktu īstenots atbilstoši ilgspējīgas nosacījumiem, kā arī vērtējot, kas notiek reālajā pasaulē. Un vēl ir nepieciešama naudiņa. Kāds jau naudu minēja, manuprāt, jaunietis. Nauda ļoti svarīga. Es domāju, ka tas nav nekāds jaunums nevienam. Bet, lai aizsargātu okeānus, izmaksas ir. Un arī es to tagad saprotu. Jo šobrīd uh, publiskā finansējuma nav, šī mehānisma nav. Tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto sviras mehānismā finansējums, kas tiek novirzīts okeāniem, ir jau novatoriski uh, Uh, finanšu instrumenti, strādāju Seišeļu salās nesen, tur mm, pārfinansējām fondus, tika izveidota otrā jūras aizsardzības teritorija Indijas okeānā. Pavisam drīz došos uz Meksiku, tur atjaunojam teritoriju ap Cancūnu, koraļus, rifus un vispārējo. Apdrošināšanas uzņēmumi piešķir prēmijas. Prēmijas, un tad atšķirības starp prēmiju un procentiem var tur tikt novirzīta. Ir nepieciešams inovācijas. Un prieks redzēt, ka DG Mārē un komisijai ir inovācijas padomā. Viņa tā teica. Daudz kas mainās, prieks to dzirdēt. Nobeigumā teikšu, atsaukšos uz Moedas kunga teikto, viņš runāja par Silviju Ērlu, Silviju Ērlu, kas atrodas, dzīvo e, ASV, turpat, kur es. Uh, Viņš reiz teica, ka mm, cilvēki ir jūras dzīvnieki. Mm, tas bija grieķiski, un es teikšu, ka Platonam labāk sanāca to noformulēt. Platons teica, ka nākam no jūras, jo mūs tur, no turienes esam cēlušies, un jūrā arī atgriezīsimies. Un, uh, kas tad īsti nonāk jūrā, tad, kad uh, nomirstam, tur nā, nonāk mūsu pelni, esam uh, jūras radījumi, leposimies ar to, darīsim kaut ko jūru labā. Uh, Liels paldies par uzaicinājumu, prieks pie jums ierasties. Paldies, paldies, Marija. Nākošais runātājs Arni Martinsens, kurš ir ģenerāla direktora asistents. Eh, paldies, priekšsēdētāji, klātesošie komisāri. Es uh, vēlētos eh, pārfrazēt eh, Fariekungas sacīto par to, ka šie ir manie cienītākie jautājumi. Dāmas un kungi, ja mēs vēlamies saglabāt eh, pārtiks ilgspējīgi, jūras ilgspējīgi visiem, mums ir jādomā pār šiem četriem būtiskākajiem jautājumiem, kurus ietekmē četri faktori. Pirmais no tiem - iedzīvotāju pi skaita pieaugums. Un 2050. Eh, gadā zemes iedzīvotājs skaits var sasniegt 10 miljārdus. Otrais ir klimata pārmaiņas. Mēs visi izprotam to, cik eh, Dramatiski ietekmi tām var būt uz okeāniem, uz mūsu vidas. Trešais aspekts ir bioloģiskā daudzveidība, kurā ir ļoti svarīgs jautājums domāt par nākotni. Un ceturtais aspekts ir piesārņojums. Viss acīm redzamākais ir plastmasas, un vairums nāk šī piesārņojuma no avotiem uz zemes. Aptuveni 10% nāk no jūras un aktivitātiem jūrā, kā pamesti zvejas rīki un mēs šobrīd strādājam, lai varētu pārvaldīt šo jautājumu. Un manas uzskaitītie četri galvenie aspekti ir ar četriem tematiem. Viens no tiem ir sociāla-ekonomiskie jautājumi, un šeit es runāju par tiesībām, uz cilvēku tiesībām balstītas tiesības, it īpaši es domāju šeit par sabiedrības, par kopietnes uh, kopienas tiesībām, dzīvumu jautājumi. Puse no ļaudīm, kuri strādā uh, zivsaimniecības sektorā, ir sievietes un tālāk jaunieši. Jauniešu nodarbinātība, kas ir ļoti svarīgs jautājums. Tālāk pasaulīgākas lietas, kas ir kvalitatīva statistika, uz kuru mēs balstām mūsu lēmumus. Un ceturtais aspekts, ļoti būtisks, ir pārtiks drošums, kur mēs saskaramies ar dažādiem dažādām jaunām parādībām, to starp uh, eh, antimikrobu rezistence, kas skar mūs visus arī dzīvo okeānos. Un ceturtais aspekts, kurš eh, iekļauj visus trīs iepriekšējos, kas ir lielā plaisa starp attīstītajām un jaunatīstības valstīm. Četri lielie aspekti ir tāljūras zvejā, neziņotā, neuzskaitītā zvejā. Tas ir, tā ir kā nesadziedēta brūci, un ja mēs ar šo jautājumu netiksim galā, tad mēs nevarēsim tik galā ar pārējiem. Mēs strādājam un esam jau panākuši vienošanos, kā to norādīja tikko pirms manis ārējās darbības dienests, un esam guvuši atbalstu arī no Eiropas Savienības un no dalībvalstīm, no, piemēram, no Zviedrijas. Ļoti svarīga Eh, daļa šīs problēmas risināšanā ir reģionālās zivsemniecības organizācijas. Ja tās saņem pietiekam finansējumu, tad tās var darboties, bet diemžēl tikai neliela daļa saņem pienācīgu finansējumu, un šo aspektu mums ir jāmaina tālāk. Otrais aspekts ir ekskluzīvās ekonomiskās zonas. Uh, Tās, tā ir suverēno valstu prerogatīva. Pēdējo 25 gadu laikā mums ir iedevies eh, pavirzīties uz priekšu, tīpaši mm, ziemeļu puslodē, bet to nevaram teikt par dienvidu puslodi, kur lietas virzās pretējā virzienā un daļai tāpēc, ka zivsaimniecības kapacitāte ir pārcelsies no ziemeļiem uz dienvidiem. Eh, zivju krājumu stāvoklis neuzlabojas. Tas nav arī viss sliktākais, bet mēs nevaram eh, pieļaut to, ka trešdaļa zivju krājumu cieš no pārliecīgas zvejas. Un šie abi aspekti, tāljūras zvejas un ekonomiskās zonas, mēs pamatā zinām, kas mums ir jādara. Vienkārši mums ir jāsāk to darīt, un mums ir vajadzīgi šim nolūkam resursi. Tālāk, trešais aspekts ir sarežģītāks un e, tās ir mūsu zilās kopienas, piekrastas kopienas, mazās zivsaimniecības, migrācijas kopienas, kur aptuveni 95% cilvēku dzīvo, kur strādā zivsaimniecības. Uh, industrijā Eh, puse no visas nozvejas to veids 5% attīstīto valstu pārējo, otru pusi. Ar šo nozveju nodarbojas šie manis nosauktie 95%. Mums ir jāpanāk atbalsts un risinājums šim jautājumam. It īpaši mēs meklējam atbalstu arī no starptautiskajām organizācijām. Un ceturtais aspekts ir jautājums par to, no kurienes nāks piegāde, lai apmierinātu pieprasījumu. Mums būs pārtikai nepieciešams zīves, un vairums no tā nāks no akvakultūras. Un es uzskatu, ka saliekot prātus kopā, mēs varam lemt par tādām ražošanas sistēmām, kas ir ar mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi nekā šodien, un mēs varēsim nākotnē tās dēvēt par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Arne! Un visbeidzot došu vārdu Konateko runātājam uz piecām minūtēm. Paldies! Es vēlētos! pateikties Eiropas eh, parlamentam par šīs konferences uzņemšanu un arī paust to, ka man ir liels gods uzstāties jūsu priekšā šodien. Es strādāju ļoti lielā kuģniecības un konteineru pārvadājumu kompānijā, kas ir bāzēta Niepolsostā, Itālijā, kā arī e, lielā loģistikas uzņēmumā, kurš nodarbojas gan ar sauszemes, gan ar jūras un postu aktivitātēm. Un šeit ir viens no lielākajiem ekonomikas spēlētājiem Itālijā pārstāvēts, kā lielsvaru zilajā ekonomikā. Šodien jūrniecības sektorā un zilā ekonomika piedzīvo lielu pieaugsmi un arī jāatzīmē, ka tiek šajā ekonomikā pārstrādāti produkti, kas iepriekš tika vienkārši izšķērdēti, šodien tiek pār, pārveidot un pārstrādāt no jauna izmantojumos produktos. Tādā veidā mūsu sistēma var tikt pārveidot par ilgtspējīgāku. Atsevišķi mērķi ir sasniegti, šeit ir runa piemēram par sēru līmeņu samazināšanu, eh, kuģu degvielā no 3,5 līdz 5%. Tāpat ir jāatzīmē, ka pagātne valdības politika nepietiekami investē infrastruktūrās, kuras varētu uh, atbilst jūras transporta attīstības prasībām, kas būtu mazāk piesārņojošs, kā arī tika atbalstīti uh, ir, uh, sauszemes pārvadājuma veidi, kuri nākotnes paudzēm var izmaksāt dārgāk. Ir jādomā pār ilgtspējīgu attīstības sistēmu, transporta Eh, kompānijas eh, sāka izmantot aizvien eh, rentablākus e-, enerģētiskajā ziņā kūģus, tiek izmantot alternatīvi degvielas veidi. Tāpat liela uzmanība tiek pievērstiem atkritumiem, kuri tiek izkrauti ostās. Es nosaukšu dažus piemērus no uh, savas darba dzīves. Ir vairāki kuģi, kuri ir tikuši izveidoti, lai varētu būtiski samazināt organisko atkritumu apjomu. Šeit ir runa par praktiski 80%. Savukārt atlikušos var izmantot uh, Uh, mēslojuma vajadzībām. Tāpat daudzas ostas izmanto elektriskās sistēmas, nomainot uh, agrākos, agrāk izmantotos um, pacēlājus, kur izmantoja piesārņojošus uh, degvielas veidus. Nacionālajām un Eiropas Savienības institūcijām ir jāsadarbojas ar ostu uh, Uh, virsvaldēm, lai varētu veicināt enerģētiski rentablu uh, aprīkojumu izveidošanu un arī jāmudina kuģniecību kompānijas izmantot šādus ostu infrastruktūras. Uh, politikā ir jādomā par avangardiskām valsts sistēmām, pie pilnībā elektrificētiem dokiem, par uh, Eh, savienojumu sistēmām ar ehm, pārējo teritoriju. Itālijā ir iesākti valsts iepirkumi, lai veidotu saš, eh, LNG terminālus. Tāpat neaizmirsīsim to, ka jūras transportā lielie ekonomiskie spēlētāji investē ievērojamas summas un, manuprāt, vajadzētu ar viņiem strādāt, lai meklētu tehnoloģisks risinājums zilās ekonomikas interesēs. Jau izskanēja tas, ka zilā ekonomika ir ļoti svarīgs temats Eiropas institūcijām. Un mums ir jāstrādā pie šiem aspektiem visiem kopā, bet man ir pienākums ņemot šo vēsturisko nedēļu manai valstī, cieši palūkoties uz to, kādas ir Ķīnas iniciatīvas. E, e, un kādus risinājumus tā piedāvā, kā jauno zīda ceļu paturēsim prātā, ka Ķīna piedāvājot ļoti lētu darba spēku ir Eh, varējusi pārņemt daudzas tehnoloģijas, eh, un Ķīna ir ievērojami uzlabojusi savu ražojumu pievienoto vērtību, un šodien tā ir pasaulē redz eh, savu vietu ar vēl sofistiskākām tehnoloģijām nekā pārējā pasaulē. ir aptuveni 120 divpusējie e, nolīgumi noslēgt ar Ķīnu, lai atjaunotu jauno zīda ceļu. Un tādā veidā, sadarbojoties ar valstīm, kas ir parakstījušas vienošanas ar Ķīnu, nozīmētu E, konkurētspējas zaudēšanu uzņēmumiem, kur atrodas šajās valstīs. Un tas e, notiek laikā, kāda Eiropas savi, e, Savienība aicina strādāt pie zilās ekonomikas attīstību. Nav nejauši, kā tāda valsts kā Grieķija ir E, e, e, cedējusi Ķīnai savas galvenās ostu infrastruktūras un atsevišķas no valstīm, kuras bija proje, jaunā zīdceļa projektam pievienojušās, Pakistāna, Sierra Leone, Bangladeša, ir pārliecīgo parādu nastas dēļ šo infrastruktūru sakarā ir atteikušās. Un, beidzot, šīs valstis ir uzgriezušas muguru Ķīnas jaunā zīda ceļa projektam. Un es ceru, kā pārliecināts Eiropietis, ka Eiropa būs un paliks vienota un meklēs eh, politisko kapacitāti un spēku, lai varētu pat īstenot visas nepieciešamās darbības eh, izšķirošajos cīniņos eh, zilē ekonomikā. Paldies visiem runātājiem, un tagad mēs pāriesim pie Eh, debatēm mēs esam iekavējuši. Tas nozīmē, ka es slikti vadu sanāksmi, jo neprotu pārtraukt runātājs, bet mēs pārēsim tagad pie jautājumiem un atbildēm. Un tie, kur vēlas izteikties, eh, paceliet roku, sagaidiet, ka jums tiek dots vārds un arī lūdzu uzdot eh, konkrētus jautājumus, lai nebūtu plašas refleksijas par to, ko varētu darīt, stādieties priekšā un kuram paneļdiskusijas dalībniekam ir jautājums paredzēt. Un eh, vispirms dodu vārdu Giuseppem Skjonti no Nova Nik. Eh, all attendees. Paldies, priekšsēdētājs. Jauka pēcpusdiena visiem klātesošiem, jo īpaši jaunajiem gados. Paldies roži, organizētājiem. Es esmu Giuseppe Vantu. TNT, esmu inženieris un šobrīd strādāju pie uzņēmumā, kas uh, izpēta iespējas, kā varētu aizstāt uh, zivju un gaļu produktus, jo šo produktu patēriņš uh, ļoti noplicina resursus. Eirobarometra nesen tikko kā publicēja pētījumu, kas ir ļoti biedējošiem datiem, ka mēs uh, iznīcinām vairākas sugas, eh, piesārņojam planētu ar ārkārtīgi daudz plastmasas. Un, kaut gan planēta Zeme eksistē jau vairākus miljardus gadus un cilvēks tikai pāris miljonus, mēs esam milzīgs sadraudējums Zemē. Mēs saskaramies ļoti lieliem izaicinājumiem, kā arī pienākumiem, un taču mums piestāv ar, piedara arī vislielākās iespējas. Mēs varēsim tikt uh, atcerēti kā pirmā paudze, kas eh, cīnās pret klimatu pārmaiņām. Un runājot par mūsu bērniem, es aicinu visus aktīvi reaģēt, pirms mēs sasniegsim 10 miljārdus cilvēku uz plan, šīs planētas Eiropas Savienībai ir jānodrošina finansējums labākām tehnoloģijām, inovācijām. Mums ir pieejamie resursi, uh, Mm, lai to varētu izdarīt un aizsargāt arī mūsu okeāns. Vai jūsuprāt, Eiropas Savienība var būt galvenais uh, spēlētājs, lai veicinātu šādas inovācijas? Mēs kā cilvēki spējam šeit darboties, mēs esam veiksmīgā stāvoklī, lai to darītu. Paldies! Paldies! Mēs tagad apkoposim jautājumus. Lūdzu, nosauciet vārdu un savu vietas numuru. Paldies! Šī ir lieliska konference. Mums ir jārunā par skābekli šajā sakrībā, jo tas ir nepieciešams izdzīvošanai. Un uh, iespējams, ka ledāji arī glabā lielus skābekļu krājumus. Šeit trūkst pētījumu, īpaši arī kā var iegūt uh, skābekli no okeāna resursiem. 248. vietā sēž. Mani sauc Piers Dimulēns, esmu no vietējās komitejas Briselē. Ļoti žēl, ka mēs e, nesam runājuši par visu to munīciju, kas ir nogremdēta mūsu jūrās, Baltijā, Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā pie Knokas, pie īrijas. E, ir bijuši jau nelaimes gadījumi pie Dānijas. Dāņu zvejnieki ir tik lielā mērā skarti, ka. Uh, Eh, viņiem uz zvejas kuģiem atrodas eh, antidotu komplekts. Eh, tāpat ir bijuši jāglāb cilvēki, kas ir saindējušies ar iprītu, savukārt Somija guldot Nord Stream 2 gāzes vadu ir saskārusies ar lielu nogremdētās munīcijas daļu. Tāpat arī pie Bari ir atrastas toksiskā munīcija, pie Japāna šobrīd Japāņi vienīgie strādā, lai varētu atgūt uh, nogremdētās munīcijas. Es neru, eh, nerunāšu par to, kas notiek Savienotajās valstīs, eh, lai ar to strādā Trumps bet es domāju, ka Eiropai pilnīgi noteikti, ja mēs nevēlamies, lai būtu pārāk daudz problēmu, ir jāpasteidzas. Viens no eh, Maskavas eh, institūtiem ir veids pētījumu, ka ja daļa Neliela daļa no šiem nogremdētajiem materiāliem tiek izvilkti no jūras. Tas nozīmē ārkārtīgi nopietnas sekas. Es domāju, mums ir jārīkojas. Atkārtoju turpina priekšsēdētājs, lūdzu, uzdodiet jautājumu, nesniedziet plašus skaidrojumus, jo mēs nevarēsim uh, uh, dot vārdu nevienam. Uh, kam es dodu vārdu, lai atbildētu uz pirmiem uh, trim jautājumiem? Uh. Paldies, atbildēšu uz pirmo, kas tika uzdots. Mēs jau tagad komisijā strādājam apvārsnes 2020 ietvaros, īstenojot pētniecību okeānos, un tas, ko jums varu paziņot, kā jau tas tika pieminēts ievadu uh, runā, ko minēja Makado kungs, jaunā apvārsnes Eiropa programmā mēs paredzam komisijas piedāvāto budžeta līdzekļu pieaugumu un mēs pieprasām konkrēti īstenot misiju tieši saistībā ar okeāniem. Tas būs pirmais šāds rīcības veids, un tas ir saistīts ar komisāra Fela un Moedas uh, iniciatīvu, kā arī attiecīgo dienestu sadarbību, un arī mans kolēģis Pakēkungs, kas šeit ir telpā. Pie viņa jūs varat vērsties par detaļām, bet šī ir pirmā reize, kad mums būs pētniecības programma uh, kas, manuprāt, ir atzīta visā pasaulē kā viena no lielākajām pētniecības programmām, un mums būs īpašas misijas eh, paredzētas okeāniem. Yeah. Vai būtu vēl kādi komentāri? Lielums. Es gribētu runāt, uzdot jautājumu 248. vietā sēdošam. Jūs runājat par toksiskām munīcijām, bet jūrās, okeānos ir nogremdēts daudz kas vairāk. Ir arī kodolatkritumi. Manā valstī, Portugālē, šobrīd tiek atrastas mucas ar toksiskām vielām, kuras nāk no uh, kodolspēkstacijām. Par, arī par to ir jārunā, un Eiropas parlamentā vairāk kārtīgi esmu pār šo jautājumu runājis. Šeit nav runa tikai par toksisko munīciju, kas ir nogremdēta klusajā okeānā, bet arī pie mūsu krastiem ir ļoti nopietnas problēmas. Un arī, ja mēs runājam vēl par citām emisijām, tad, mēs, tad mums būs ļoti ilgi par to visu jārunā. Komentāri Marija Damanaki. Yes, yes. I would like just to say that Vēlējos tikai pateikt to, ka šim kungam ir taisnība. Mums nav pietiekami daudz uh, zinātnisko pierādījumu un novērtējumu, kas sasaistītu klimata pārmaiņas ar šo atkritumu depozēšanu. Mums ir ļoti daudz uh, zinātnisko pētījumu par uh, piekrastes situāciju, dažādi pētījumi par to, kā tiek ietekmēti rifi. Taču uh, Mums trūkst eh, pētījumu par tāljūrām, par to, kā šeit notiekošā rīcība ietekmē klimata pārmaiņas. Ja mums būtu šādi zinātnisko pierādījumi, tas būtu, tie būtu labi argumenti. Cerams, ka universitātes un institūti izmantos eh, tikko kā žāl minēto. Paldies! Paldies! Lūdzu, Ulrike. Es arī gribēju izteikties par šīm toksiskajām vielām kur uzdevu jautājumu 248. sēdvietā sēdošais. Es nāku no Šlesvigs Holšteins savā valstī, netā no Baltijas jūras, un mūsu reģionālās politikas ietveros, federālās valdības ietveros, mēs eh, par šiem jautājumiem diskutējam jau kopš eh, vispār nodarbojos ar politiku, un kā jūs redzat no maniem sirmajiem matiem, tas ir diezgan ilgs laiks bijis, un es vienmēr uh, varu pateikt tikai to, ka nekad nepietiek naudas, neatkarīgi no tā, cik daudz uh, cik liela ir problēma, viens departaments uh, noveļ vainu uz otru un apgalvo, ka trūks naudas. Tādēļ es priecājos par jebkuru protestu, par jebkuru skaļo kliedzienu, kas ļoti skaidri parāda, ka mūs, mūs līdzekļi jāiztērē daudz saprātīgāk. Es jūs pilnībā atbalstu. Mums ir steidzam kaut kas jādara. Mēs nevaram sagatavot zvejsainiecībā pienācīgus likumus, ja pēc tam zvejnieki nevar zvejot, jo zivs vienkārši ir pilnībā saindētas. Lielas paldies, atvainojos, taču mums diemžēl vairs nav laika uzdot jautājumus un atbildēt, jo mēs ļoti gari runājām. Tādēļ mums ir jādod vārds mūsu otrā paneļa dalībniekiem virzībā uz veselību, tīrām jūrām un okeāniem. Lielas paldies par jūsu izpratni, par dalību šai, šajā pirmajā panelī. Lielas paldies visiem! May I invite the speakers for panel? Lūdzu, otrā paneļa runātāji, ieņemiet uh, sēdvietu šeit priekšā. Hello everyone! Labdien visiem klātesošajiem! Vēlos aicināt jums ieņemt savas sēdvietas, lai mēs varētu sākt otro paneli. Šīs paneļa diskusijas mēs jau esam ļoti nokavējušies un kādā mirklī mūs apmeklēs arī priekšsēdētā Jānī kungs, kas uh, mūs uzrunās, kā tas ir paredzēts darba kārtībā, bez 15 minūtēm 5. Līdz tam mans vārds ir Dina Valēna, esmu vides Sabiedrības veselības pārtiks drošuma komitejas priekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Šo dienu vadīju šo paneli. Mums vidū ir arī pārstāvi no komisijas, no parlamenta, dažādi eksperti, un šī paneļa nosaukums ir virzienā uz veselīgiem, tīriem okeāniem un jūrām. Mēs uzklausīsim ievadrunas no manis, no Eiropas komisijas ģenerāldirektorāta kunga, kas ir atbildīgs par pētniecību un inovācijām, Žana Erika Pakē, kā arī uzklausīsim Joannu Dreiku, viceģenerāls, ģenerāldirektoru vides ģenerāldirektorātā. Tad es došu vārdu, kā jau minēju, mūsu parlamenta kolēģiem, kur ir spēlējuši nozīmīgu lomu šogad, lai saglabātu būtisku Eiropas uh, Savienības lomu ilgspējīgas attīstības jomā. Un tad uzklausīsim arī, protams, uh, attiecīgos runātājus no dažādajām jomām. Diemžēl mums nebūs vairs daudz laika debatēm. Sākumā ievadvārdos uh, vēlos minēt to, ka mēs visi zinām to, ka okeāni aizņem 70 7% no visas uh, planētas un jūras uh, teritorijas uh, klāja vairāk kā 50% no Eiropas Savienības teritorijas. Mēs zinām, ka šie ūdeņi nodrošina mums resursus, medikamentus, pārtiku, taču tā ir tikai puse no stāstas, jo ūdeņi regulē mūsu klimatu, nodrošina mums skābekli, kā arī akumulē ievērojamu CO2 emisiju daudzumu. Turklāt okeāna sniegtie pakalpojumi mums ir ārkārtīgi būtiski, lai cilvēks varētu izdzīvot. Cilvēka rīcība rada ļoti spēcīgu negatīvo ietekmu uz okeāna ekosistēmām, radot klimata pārmaiņas, skābinot vidi, pārzvejojot, piesārņojot jūru, izjaucot dzīvotnes, kā arī ieviešot invazīvas sugas. Uh, Eiropas Savienības līmenī visus šos jautājumus uh, regulē dažādi tiesība akti, vadlīnijas, un kā vidas komiteja mēs vienmēr esam rīkojušies, lai veicinātu attiecīgo priekšlikumu ambiciozo, ambicio, ambīciju līmeni. Mēs piedāvājam konkrētus priekšlikumus no parlamenta puses, lai uzlabotu okeānu statusu, taču tiesību aktu spēkā stāšanās ir tikai pirmais būtiskais solis. Runājot par vispārīgo politiku, Eiropas Savienība ar savu jūras stratēģiju ietvar direktīvu ir nu, pirms 11 gadiem noteikuši galveno mērķi nodrošināt labu vides statusu uh, visiem Eiropas Savienības jūras ūdeņiem līdz 2020. gadam. ANO līmenī ilgspējas attīstības mērķis numur 14, kas attiecas ilgspējīgu attīstību, ir iekļauts 2030. gada darba kārtībā, lai sasniegtu šo ilgspējīgās attīstības mērķi. Lai sasniegtu šos mērķus, laiks mūsu rīcībā ir ārkārtīgi ierobežots. Pagājušo gadu komisijas ziņojums veicot izvērtējumu par dalību valstu programmām šīs strateģiskās uh, ietvar direktīvas ietvaros secināja, ka dalību valsts ir veikuši ievērojams pūliņus, lai izstrādātu savu pasākumu programmas. Par spīti tam uh, izvērtējums liecina, ka ne viss uh, radītais spiediens šajā vidē uh, tiek attiecīgi atspoguļots šajos pieņemtajos pasākumos dalībvalstu līmenī. Šīs programmas pašas ir pietiekami ambiciozas, panāk labu uh, vides uh, status līdz 2020. gadam, reģionālajā un plašākā līmenī. Eiropas vides aģentūra uh, lēš, ka 2017. gadā Eiropas uh, jūrā situācija uh, ir tāda, ka tikušas īstenotas vairākas politikas, taču par spīti tam, ka šeit ir novērojami pozitīvi rezultāti, spiediens uz jūras vidi joprojām pieaug. 2015. gada vidustermiņa pārskats eh, biodaudzveidības stratēģijai liecināja, ka ir panākts progress, taču vēl joprojām nepieciešama milzīga pūliņa. Dažās jomās Eiropas Savienībā ir novērojama skaidra ieguldījuma, lai panāktu ilgspējas attīstības mērķis 14 panākšanu. Piemēram, tiek izveidotas eh, aizsarg teritorijas Eiropas jūrās. Taču jūras piesārņojuma satraucošais aspekts tika jau ņemts vērā kopš 1995. gada. Taču ir tādas aplēses, kas liecina, ka 2015. gadā mums jūrās un okeānos būs vairāk plasmas atkritumu nekā zivju. Un, lai pret to cīnītos, Eiropas Savienība piedāvā dažādus instrumentus, tostarp regulu par uh, atkritumu apsaimniekošanu, par kuģu radītajiem atkritumiem, par atkritumu uzņemšanas iekārtām ostās. Uh, Parlaments, jo īpaši manas vadītā komiteja ir spēcīgi apņēmusies strādāt pie šie jautājuma, un pēc tam, kad mēs esam snieguši ieguldījumu atkrituma apsainošanas pakotnes eh, pieņemšanā 2018. gadā, kas paredz uh, daudz augstākus mērķus attiecībā uz uh, vienreizējās lietošanas plasmasas atkrituma direktīvas pieņemšanu, kas tika pieņemta pagājušā gada decembrī. Mēs dodamies vēl tālāk un nosakam striktākus noteikumus plasmasas produktiem un iesaiņojam, kas atrodas uh, topa desmitniekā starp izskalotajiem atkritumiem Eiropas piekrastē. Pastāv dažādas in iniciatīvas, kā aizstāt šādus plasmasas produktus, kā samazināt cita veida plasmasas atkritumus, kuriem vēl joprojām nav pieejamas alternatīvas. Ir ļoti skaidri redzams, ka okeānus ir daudz labāk jāaizsargā un jāaizsargā apsaimnieko, un to var panākt tikai ar spēcīgu savstarp, starptautisko sadarbību. Mēs atbalstam, ka starptautiski saistošu instrumentu, kā jūras biodaudzveidības ilgspējīgas izmantošanas nosacījumi UNCLAS ietvaros ir ārkārtīgi nozīmīgi. Samazinot cilvēku ietekmi okeānos, tā ir apņemšanās, kas ir jāizteno visos līmeņos, sākot ar ANO līdz pat individuālajiem lietotājiem. Un ar šiem pāris ievadu vārdiem es tagad ar prieku došu vārdu Žana Ērika Pakē kungam, kurš ir Eiropas komisijas eh, pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Lūdzu, Pakē kungs, 5 minūtes. Thank you very much. Uh... Paldies, Gezīne Maisterī, paldies arī jums par uh, iespēju stāties šajā paneļdiskusijā. diskusijā Un tagad es gribētu teikt dažus vārdus, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā ar pētījumiem okeāna ziņā un arī kā mēs gatavojam jauno ietvaru programmu Eiropai. Ir jānorāda, un tas izskanēja jau iepriekšējā sesijā, un to arī mēs uh, uzklausīsim no Valjānas kundzes šajā paneļa diskusijā par to, kā okeāni mainās visos aspektos. Viņi ietekmē mūsu laikapstākļus. Um, arī šeit lietas mainās, e, ekstremālie laikapstākļi ir kļuvuši par normu. E, vietās, kur viesuļvētras nebija vērtojams, tādas notiek. Viens no tādiem piemēriem ir Mozambika Tālāk par skābekli un okeāniem runājot. Okeāni veido gaisu, kuru mēs selpojam. Arī šeit stāvoklis mainās. Okeāni diktē to pārtiku, ko mēs ēdam. Arī šeit stāvoklis mainās. Okeāni ir mūsu lielākais karbona uztvērējs, bet sekas ir tādas, ka okeāni acidifējas. Tā mainās okeāna līmenis, mēs redzam, ka mūsu um, pasākumi ir nepietiekami, lai to ierobežotu, un jau 2016. gadā vidējs jūras līmenis bija par 20 cm augstāks nekā gadsimt iepriekš, un mēs sagaidām, ka gadsimt beigās tas pacelsies vēl par 60 cm un okeāni šodien, kas ir bioloģiskās daudzveidības vislielākais avots mūsu planētas genoms, bet arī tas mainās, un iepriekšējā paneļa diskusijā jau mēs par to varējām dzirdēt. Tāpat okeāni ir jaunā robeža inovācijām, ir um, zilā bioekonomika, kura parādās uh, Eh, okeānis kā jauns eh, proteīna avots, akvakultūras, biobalstītu produktu avots, un tas veicina aprits ekonomiku. Bet, ja tik tiešām okeāni tik pamatīgi mainās un ir tik nozīmīgi mums, vai mēs pietiekami zinām un izprotam pār okeāniem un jūrām? Un arī šajā gadījumā diskusijā skaidri norādīts, ka tā tas nav Un līdz 30. gadam tā būs desmit gadi, kad cilvēcei būs pēdējā iespēja beidzot izprast okeānu vajadzības. Paradoxāli ir tas, ka mēs e, zinām Saules sistēmu un kosmosu daudz labāk nekā mēs pārzinām mūsu okeānus. Mm, okeāniem ir vēl nepieciešama kartēšana, tam ir Tas notiek eh, starptautiskā līmenī, bet ir vajadzīgs arī Eiropas programmas šajā sakarā. Un tā būtu strateģiska sadaļa, paredzot kā vienu no prioritāriem klasteriem okeānu un nevis eh, izolēt, izolēt no citiem projektiem. Karluš Moedas, eh, uzstājoties, jau pieminēja Eiropas institūciju ambīcijas iesaistīties pētnieciskajās misijās. Viena no tām būs e, veltīta tīrām jūrām un okeāniem, un šīs misijas var mainīt stāvokli, jo e, tādā veidā mūsu pilsoņi labāk varēs redzēt Eiropas debats par okeānu nākotni, un Eiropa aizstāvam to, kā Eiropa un interesētās puses vēlas šos izaicinājumus risināt. Līdz ar to šis uzdevums būs ļoti specifisks un ar specifiskiem termiņiem, lai uh, panāktu to, ka misijai tiek sekots viss cauri. E, misija nozīmē izveidot zinātnisku un pētniecisku darbu kārtību tādu, kurai būtu jāpieno resursi viscaur Eiropā, nacionālajās programmās, eh, valsts un publiskajās pētnieciskajās kapacitātēs. Tāpat arī mums ir nepieciešams tas, lai visi spēlētāji būtu daļa no šīs darba kārtības. Bet mums ir jāpanāk vēl vairāk tajā eh, jomā, kur mēs šo pētniecisko darbu saistīsim ar okeānu politiku, jo ar pētniecisko darbiem mēs nemainīsim stāvokli uz vietas, bet uh, valstu politikas, kas ir balstītas uz zināšanām un risinājumiem, kas ir panākti pētnieciskajās programmās, un tādā veidā mēs varēsim uh, E, šos aspektus saistīt ar publisko politiku darba kārtību un tādā veidā panākt izmaiņas. Mēs turpināsim diskutēt par okeāņiem, gatavojot apārstu Eiropai, un arī Karlos jau sacīja, un mēs visi ceram, ka mēs pie pirmajiem secinājumiem nonākam jau tuvākajās stundās, kas dos iespēju ietiet desētajām pusēm sanākt kopā, lai diskutētu par prioritātēm apvārstiem Eiropai jau nākošā gada laikā, lai tad, kad 21. gada laikā šī programma tiek eh, parādās, mēs jau zinām, kādas ir prioritātes. Eiropa ir jūras kontinents, mums ir visgarākā eh, eh, piekrastes līnija, um, mums būs piekrastes garums ir Eh, divreiz, eh, trīs reizes eh, vairāk nekā Krievijai, divreiz, divas reizes vairāk nekā Savienotajām valstīm, un mums ir jādomā par ambiciozākām publiskām politikām šajā sakarā. Paldies! Okay, okay, understood. Um, okay, thank you very much. Jā, liels paldies pakai kungam, un tagad es ar prieku došu vārdu uh, Drēkas kundzei. Paldies, Valjānas kundze, par iespēju uzstāties. Mūsu planēta vai lielāko daļu tās teritorijas sadz eh, jūras un okeāni, un eh, tas ir būtisks eh, faktors dzīvībai. Un to jau teica daudzi no iepriekšējiem runātājiem. Un šis Eriks, kurš tikko runāja. Un uh, Tādēļ ir eh, jāraugās, ko mēs kā Eiropas Savienība iegūdām, un mums tiešām vajadzētu saprast, eh, kādā situācijā mēs esam un kur mums vairāk ir jāiegūda. Un eh, lielākā daļa, kas šeit jāskatās, ir daudzas no cilvēku aktivitātēm rada šīs aktivitātes, un nu, nu, tad ir arī resursi, no kuriem mēs esam atkarīgi. Un cilvēku aktivitāte, kā piemēram zvejniecība, lauksaimniecība, uh, Tas atstāja lielu iespaidu uz eh, jūru dzīvi un, eh, protams, tas atstāja arī uz mūsu okeāna funkcionēšanu lielu iespaidu un tas eh, sniedz iespēju atstāt ietekmi uz to, kā vispār planēta darbojas. Un tādēļ mums ir ļoti tāds ambiciozs ietvars, tam ir jābūt tādam vispārīgam, aizsargājošam un realizējamam. Un uh, vides zivsāniecības un citi noteikumi, tā skaitā arī starptautiskie nolīgumi ir jāpieno vienā strateģiskajā pieejā, lai aizsargātu jūras vidi. Noteikti viss vēl nav perfekts, bet pateicoties eh, šīm stratēģijām dalībvalstis, kas progresīvi sniedz eh, ieguldījumu un eh, lai sasniegtu mērķus un lai panātu lielāko ambiciozitāti, lai aizsargātu uh, jūras vidi rīkos ļoti labi. Un, piemēram, lai um, sasniegtu labu vidas situāciju, tas nozīmē skaidru, veselīgu un produktīvu uh, pieeju raugoties uz uh, programmām 2020. Tādēļ ir jāraugās, kas notiek katrā dalību valstī. Bet tomēr jādara daudz vairāk, jo pašreiz vēl nav sasniegts uh, labs vidas stāvoklis nekur līdz pat šodienai. Tas ņem vērā arī pašreizējo globālo skatu uz okeāniem un uh, arī tos aspektus, kas vies bažas. Komisija ir uh, norādījusi uz šiem aspektiem dažādos ziņojumos, bet tāpat ir arī atkarīgs no citiem faktoriem, un citi faktori, piemēram, ir tiek prasīts daudz vairāk no Eiropas Savienības vadības, no mums, lai sasniegtu rezultātus un ietekmi uz vietas. Šeit, eh, piemēram, kā piemērs ir eh, plasmasas izmantošana vienreizēji. Tas ir jārisina šis jautājums. Tāpat arī ir jāņem vērā citi jautājumi. Reģionālā sadarbība ir izšķirošs elements, protams, mūsu uh, ietekme uz jūrām un okeāniem, kā piemēram piesārņojums, sugu daudzveidība, jo šie jautājumi nepazīst robežas. Mēs eh, raugāmies, kā ietekmējam jūras vidi ar mūsu aktivitātēm, dzīves vidi, bet mums ir jāaizsargā ekosistēmas, sugas, mums ir jāatjauno arī zivju krājumi, lai atbalstītu sugu daudzveidību un palielinātu mūsu uh, dabas kapitālu un ir eh, jāizvēlas arī aizsargātie, eh, jānosaka aizsargātie reģioni. Pateicoties Eiropas noteikumiem un aizsargāšanai, mums ir apmēram 11% no jūrām, kas ir eh, sarezinamā ir aizsargātie reģioni, visā pasaulē tāda ir 7%, bet mums tomēr ir spēcīgi jārīkojas, lai to visu pārvaldītu. Uh, lai veiktu saglabāšanas pasākums, pārvaldības plānus, lai mēs varētu gan ekoloģiski, gan sociāli un ekonomiski gūt no tā visa labus rezultātus. Jūras uh, atkritumi ir viens no skaidriem piemēriem, kas parāda, kā ko nodara vidē, kādu kaitējumu šī neekonomiskā rīcība, neekoloģiskā rīcība. Mūsu noteikumi un politika, lai aizsargātu jūras un piekrastes vidi, uh, kā pārvaldīt atkritumu saimniecību. Tas jau parāda, ka ir jārada tāda, tāda stabila pamata, lai cīnītos pret plasmas atkritumiem, citiem atkritumiem, bet tomēr vairāk ir jādara stratēģija eh, plasmasai, arī attiecībā pret jūras atkritumiem. Tās ir nākamās iniciatīvas, kā uzlabot eh, ekonomiku, kvalitāti plasmas pārstrādāšanai. Šeit ir vajadzīga dzin, zinuļi un inovācija. Šeit jārunā par likumdošanu un uh, ir vajadzīga tāda visaptveroša pieeja, kā risināt visus mikroplastikas jautājumus, kā uzlabot noteikumus un kā ostu darbību uzlabot. Bet vai mēs darām pietiekam daudz? Kolēģi jau atsauza šo jautājumu. Ir arī zināšana trūkums, kas ir eh, jānovērš, un arī attiecībā uz eh, zvejniecību jūras atveseļošanos, bet tāpat ir, kas ir arī inovācija avoti. Mums jārunā arī par akvūtūras izaugsmu, kā to visu var panākt labāk. Un nos, noslēguma secinājumos, protams, ka ir ļoti iedrošinoši apzināties, ka tik daudz, kas tiek darīts jūrām un okeāniem, bet mums tomēr vajadzētu atzīt arī, ka daudz vairāk var tikt izdarīts. Mēs kopā varam palielināt apziņu par uh, iespējām un par apdraudējumu. Uh, bet mums vajadzētu arī kopā raudzīties to, kā aizsargāt okeānus, kā rīkoties kopā, lai aizsargātu tos, lai sasniegtu rezultātus kopā un noslēgumā, lai varētu darboties kopā, jo šis jautājums to tiešām ir pelnījis. Paldies! Thank you. Paldies! Un tagad ar prieku paziņošu, ka Tajānie kungs runās šajā plenārsēdē. Buon pomeriggio a tutti. Esiet sveicināti visi. Sveicām jūs Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē. Es vēlētos pateikties tagad Gezīnē Meisnerī, kas ir eh, parlamenta īpašā eh, delegāte jūrlietu jomā. Viņa ir galvenokārt atbildīga par šo pasākumu. Tāpat sveicu mūsu vidu komisāru Velu, es sveicu mūsu vidu Adrienu Valēnu, kas ir MV komitejas priekšsēdētāju, Alēru Kadetu zivsēmniecības komitejas priekšsēdētāju un Hansu Olafu Henkelu no ITRE komitejas. Tāpat ar lielu prieku uzņemu sežu zālē vairāk nekā tūkstoša pārstāvju, likumdevēju, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju. Sasaukuma sākumā mēs organizējām uh, Eh, augsta, lī, vairākas augsta līmeņa sanāksmes parlamentā, kas uh, notiks sadarbībā ar mūsu pilsoņiem, pilsonisko sabiedrību strādājošajiem un pētniecības centriem, kuri visi skatīja ļoti būtisks jautājums eh, Eiropai un tādas pilsoņiem. Šodien mēs pievērsam, pievēršam uzmanību ļoti būtiskam jautājumam, kas ir mūsu okeānu nākotne. Mēs vēlamies virzīties uz priekšu un arī pateicoties augstās pārstāvs pūliņiem kura uzstāja, lai šī sanāksme, šis pasākums notiek vēl šajā sasaukumā. Mēs, pateicoties viņai, šo pasākumu organizējam, un tādā veidā mēs esam pirmajās līnijās domājot par mūsu planētas nākotni. Tāpat norāda, ka mūsu valdošajiem, mūsu valdībām ir jādomā par šiem jautājumiem. Eiropas Savienība ir jābūt par uh, Eh, paraugu pasaules līmenī. Mēs vēlamies eh, apvienot sociālās atbildības, attīstības, attīstības iespējas, un pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām svarīgu rezolūciju klimata jautājumos, kas atspoguļo eh, komisijas paziņojumu tīra planēta visiem. Mēs vēlamies veidot labklājības ekonomiku, kas būtu moderna, konkurētspējīga un klimatziņā neitrāli. Mēs atbalstām dekarbonizāciju, lai līdz 2050. gadam panāktu nulles līmeņa uh, emisijas Saskaņā ar Eiropas vidas aģentūru no 2010. līdz 2016. gadam Eiropas Savienības vidēja zaudējumi meteoroloģisko un klimatisko apstākļu dēļ sasniedz 12,8 miljārdus eiro. Un, ja eh, nekādi soļi netiks sperti, ja emisiju līmenis paliek augsts, tāds zaudējumu Eiropas Savienības līmenī varētu sasniegt tūkstošu miljārdus līdz 2100. gadam. Tāpat aģentūra uzskata, ka līdz 2030. gadam puse Eiropas iedzīvotāju varētu nonākt uh, ūdens trūkuma riskā. Tāpēc uh, Mums ir jāiestrādā visās Eiropas Savienības politikās lielie ekoloģiskie dosie, tā skaitā arī komerciālajās politikās. Viss tirniecības līgumi, kas tiek parakstīti Eiropas Savienības vārdā, ir um, e, jāpieskaņo Parīzes nolīgumiem, lai varētu uzlabot globālās e, darbības e, klimata pārmaiņu jomā, kā arī, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējiem e, paritātes nosacījumus. Tāpat mēs arī investējam tīrajās tehnoloģijās, energoefektivitātē, un tas viss palīdzēs stiprināt izaugsmi un stimulēs mūsu konkurētspēju un arī palīdzēs veidot e, miljoniem jaunu darba vietu. Mēs nevaram turpināt izmanto, eksploatēt okeānus un vienlaicīgi tos piesārņot. Mūsu pienākums ir sakot okeānu pasargāšanai, tā ir daļa no tūkstošgadu smērķiem. Tā, konferencē par okeāniem, kas notika 17. gada jūnijā, mums izdevās definēt 19 ambioz, ambiciozas apņemšanās samazināt at, jūrā iznesto atkritumu apjomu, nodrošināt uh, ūdeņu monitoringu. Tāpat arī mēs pieņēmām saistošus tekstus pār bioloģisko daudzveidību un attiecībā uz nelegālo zvēju. Šobrīd vairāk nekā tu 150 miljonu pla tonu plastmasas atrodas okeānos. Katru gadu E, jūrās nonāk papildus 8 miljonu tonu. Un ja mēs tādā veidā turpināsim, tad līdz 2050. E, gadam jūrā būs vairāk plastmasu nekā zīviņu. Tas nozīmē ekoloģisku un ekonomisku katastrofu, jo tas nodarītu lielu ka, e, kaitējumu gan turismam, gan uh, Eh, zvejniecībai. 70% no visiem jūrā atrastiem priekšmetiem ir vienreizējs lietošams priekšmets. Tāpēc Eiropas parlaments apstiprināja direktīvu, kas aizliedz vienreizēji eh, izmantojamo plastmasu izmanto, aizliegumu pēc 2021. gada. Eh, pārstrādāt vienu miljonu tonu plastmas nozīmē Eh, izņemt vienu miljonu auto no mūsu ceļiem. Pēdējā Strasbūras plenārsēdē mēs apstiprinājām direktīvu, kas eh, mums neliek uzskatīt eh, izkraujošo zvejnieku ostā automātiski par piesārņotāju. Tādā veidā šis pasākums varētu mudināt kuģus izkraut savus atkritumus ostā un arī garantēt to, ka osts nodrošina nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu šos kuģus apkalpot. Es ceru, ka šī direktīva tiks īstenota dzīvē maksimāli drīzā laikā. Zilā ekonomika ir par. Uh, pārstāvēt ar 5,4 miljoniem strādājošo un tās kopapjoms ir 500 miljārdu eiro gadā. Šobrīd 75% Eiropas Savienības ārējās tirzniecības un 37% tirdzniecības iekš, eh, Eiropas Savienības iekšēne izmanto jūras ceļus. Ir jādomā par efektīvākiem pārvadājumu veidiem pa ūdeni. Arī to paredz jaunais budžets Eiropas Savienībai no 21. līdz 27. gadam. Mums ir nepieciešams tīras jūras, tīras ostas. Un savukārt par eh, zivsaimniecību runājot, eh, tā nodrošina Eiropas patērotājiem 6,4 miljonu tonu zivju gadā un nodarbina 350 tūkstoši eiropiešu. Mums ir jāturpina atbalstīt e, zivsaimniecības nozari un tā ir jārīkojas, ja mēs vēlamies būt pirmajā vietā ilgtspējīgas zvejas ziņā. Tāpēc mēs strādājam pie um, datu uzkrāšanas šajā ziņā un ārējās flotas izveidošanas noslēgumā mēs varam konstatēt, ka daudzi Eiropas atklājumi ir bijuši izšķirīgi planētas saglabāšanai. Gan mūsu lēmumu samazināt izmešus, gan atteikties no vienreiz izmantojamām plastmasām. Ar Kopernika programmu mūsu rīcībā šobrīd ir pamatdati, lai mēs labāk varētu izprast mūsu planētu un pārvaldīt ilgtspējīgā veidā vīdi. Arī kosmos politika darbojas vides aizsardzības interesēs un mūsu dabiskā, eh, mūsu vides saglabāšanā. Kopernika eh, pakalpojumi, sniegtie pakalpojumi ir ļoti nozīmīgi mūsu pilsētvidas attīstībai, ilgspējīgai attīstībai, transportūrismu attīstībai. Tāpēc mums ir jāpieliek vairāk pūliņu un investīciju pētnieciskajā ziņā. Protams, arī finansējuma palielinājums apvārsnim 20 ap, eh, apvārsnim Eiropu ir paredzēts un mums ir jārīkojas vēl ambiciozāk. Mēs uh, esam pieprasījuši pirmkārt to, lai finansējums jaunai programmai sasniegtu 120 miljārdus eiro, un mēs pieprasām, lai vismaz 30% no visām akcijām, kas ir paredzētas nākamajā Eiropas Savienības budžetā, tiktu veltīts ilgspējīgai attīstībai, lai labāk varētu Eh, risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskarāmies. Es uzstāju vēlreiz, ka arī dalību valstīm ir jāizteno savu lomu, un tās nevarēs turpināt slēpties aiz Eiropas. Dalību valstīm ir pilnībā jāizpilda savu pienākumu. Eh, Vides aizsardzība, eh, pētnieciskais darbs, rūpniecība ir cieši saistīti sadarbības starp universitātiem, pētniecības centriem, asociācijām un uzņēmumiem ir ļoti būtiski eh, dabas aizsardzībai, konkurētspējīgai ekonomikai. Mēs vēlamies tādu Eiropu, kas ir tuvāk okeāniem, okeāniem. Mēs vēlamies turpināt iet pa šo ceļu eh, un arī runājot par ekoloģisko diplomāciju Atcerēsimies COP24 Katovice, kas notika decembrī ar saviem konkrētajiem pasākumiem. Mums ir jāstrādā visiem kopā un jāzvar visiem kopā. Es vēlos pateikties jums visiem un parlamenta eh, vārdā pateikties jums visiem, jo jūs atrodaties pirmajās līnijās šajā darbā. Un manā personiskā apņemšanās un iesaistīšanās un kolēģu Eiropas eh, parlamenta deputāta apņemšanās ir būt kopā ar jums un jūs atbalstīt. Paldies! <laughs> Okay, then. Jā, labi, tad liels paldies. Tagad mēs varēsim turpināt otro paneli, un uh, mums ir tas prieks no bija uzklausīt uh, Eiropas komisijas pārstāvi Drēgas kundze, un nākamajai runātāji būs Eiropas parlamenta deputāti, kas ir iesaistīti šajā jautājumā Marks Demesmākar kungs. Bet lūdzu, nerunājiet tikko par trim minūtēm. Konferences organizētāji lūdzu jūs runāt neilgāk par trim minūtēm. Tagad jums vārds Dimis Makar kungs. Jā, darīšu, ko varēšu. Jā, Labi pēcpusdienu visiem. Es esmu deputāts ECR grupā, mans vārds ir Maks Demismakers, un gribētu dalīties jūs dažās pārdomās par to, par iepriekšējo sasaukumu, kurā es aktīvi strādāju jautājumos par uh, aprits ekonomiku, ieskaitot jaunos likumdošanas projektus par vienreizējās lietošanas uh, plasmas izstrādēm, daudz, kas jau tika teikts par šo plasmasa, ir svarīgs un uh, vērtīgs materiāls kam ir nozīmīga vieta mūsu sabiedrībā, un tas ir veids, kādā veidā mēs eh, izmantojam un ražojam plasmasu. Eh, tas pagaidām ir nav ilgspējīgi. Un eh, arī plasmasas vākšana, pārstrādāšanā šis līmenis paliek ļoti zems. Tikai 5% no izmantojamās plasmasas materiāliem paliek mūsu ekonomikā. Tas nozīmē, ka 95% no uh, vienkārši tiek izmesti ārā, un galvenie izaicinājumi, lai pārvaldītu šo plasmasas pārstrādi tādā atbildīgā veidā, ekspēkā veidā, visā vērtību ķēbē. Ķēdē. Plasmas stratēģija vajadzētu radīt jaunus dzinojus, gan arī ekonomikas modeļos, gan patēriņa modeļos, un uh, vajadzētu rast risinājumus un pieņemt kopīgas saistības, kurā būtu iesaistīts visas puses. Nākamajā uh, plenārsēdē Strasbūrā nākamnedēļ mums būs iespēja ne tikai runāt, runāšanas dēļ, bet tiešām arī uh, strādāt pie šī jautājuma. Mēs balsosim par rezultātu trialoga vienošanās par vienreizēs lietošanas plasmasu, ko parlaments un padomi e, panāca decembrī. Un, uh, Tās bija sarunas, kas bija vēlē naktī, un es domāju, komisārs Vēle to nekad neaizmirsīs vēlu. Un e, šis likumdošanas projekts nav tikai izšķiroši mūsu pārējā uz aprits ekonomiku, bet tāpat arī svarīgs solis priekšā, lai atkritumus uh, nepieļautu to nokļūšanu mūsu jūrās un okeānos, un mums, kā Eiropas Savienībā, jābūt vadošiem. Tātad plasmasas izmešana ir tāda ļoti nopietna problēma mūsu jūrām un okeāniem, un uh, kā jau parlamenta priekšsēdētājs tikko teica, mums, no tā ir, jā, mums tas jānovērš, lai būtu vēl vairāk uh, plasmasu jūrā nekā zivis nākotnē. Pakete fokusējas galvenokārt uz desmit uh, plasmasas eh, produktiem, eh, kas tiek bieži vien atrasti Eiropas eh, piekrastēs izkloti. Un parlaments ir ļoti strādā pie jautājuma, ka uh, tiek, nu, nedrīkstētu pieļaut, pieļaut tādus, kas ir uh, produktus, uh, kurus nevar noārdīt. Un uh, mēs esam izvērsuši kampaņu arī par šo, un esam strādājuši pēc tā ļoti ilgi. Dalību valstīm ir jāfokusējas uz uh, um, pārtikas iesāņojuma ražošanu un vienreizēs plasmas lietošanā. Un mums iesniedz arī uh, ieguldījums, lai mēs veidot tādas piekras, kas būtu tīras no plasmas atkritumiem. Esam veikuši arī lielus uh, spēruši soļus priekšā. Un arī plasmasas dzērienu pudeles līdz domāju, ka šis pasākums eh, atstās arī ļoti lielu ietekmi tāda plasmas pudeļu novēršanā un eh, ka šīs eh, pudās netiks vairāk atrast mūsu piekrastēs. Eiros parlaments ir bijis spējīgs pārliecināt dalību valstis. Līdz 2030. gadam visas dzērienu pudeles vajadzētu būt no 30% no pārstrādājumiem. Uh, plasmasā. Mēs sasniedzām arī ļoti būtisku pavērsienu ar plastikas cigaretes filtriem. Šeit ir eh, divi no desmit galveniem uzdevumiem, bet eh, tas nav. Tas var eh, pie, līdz 500 litriem ūdeni var saindēt šāda veida produkti. Un šeit, protams, ir arī jārūpēs par to, lai būtu tīras piekrašas šāda veida atkritumi nepiesaimjot jūras piekrastes. Un šeit, protams, arī ļoti būtisks politisks moments. To atbalsta arī mūsu pilsoņi un uh, pilsoniskā sabiedrība, lai būtu šādas uh, pārējas, pārmaiņas, un lai mēs pārietu tiešām uz šādu aprītas ekonomiku plasmasas uh, ražošanā. Un uh, aprītas ekonomika mums uh, tiešām pārvērst šīs atkrituma izgūstāvis patiešām īstām zelta raktuvēm, kā to ekonomiski var izmantot. Un mums tad viss jāpārvērš zaļajā ekonomikā. Lies paldies jums par uzmanību. Un tagad Rikārdo Sarēl Santos kungs, viņš ir Zilsramsīs komitējas eh, deputāts. Lūdzu, runāt arī ne ilgāk par trim minūtēm. Demes Makli kungs to apsolīja un izdarīja. <laughs> Thank you. Okay. Uh, thank you very much. Uh... Jā, liels paldies. Pirms 20 gadiem Portugāles rakstnieks atklāja šeit festivālu ar vārdiem mana, uh, sakot ar vārdiem mana valoda. Uh, šķērso jūras. Es tāpēc turpināšu portugāļu valodā. Tas veids, kā homo sapiens eh, cilvēks 20. gadsimtā izveidojās par galveno pārveidojošo spēku planētas geoloģijā, noveda mūs pie jaunā geoloģiskajā antropocentriskajā ērā. Un pātrinātās attīstības desmitgades uh, ir palīdzējušas mums pārsniegt četrus no deviņām planētas robežām. Jūras un okeāni, kas ir stabilizējošo elementi bioģeofiziskajos procesos, šobrīd ir ievērojami eh, novājināti, un problēmas ir daudz vairāk tikai nekā pārliecīga zveja vai piesārņošana Okeāni cieš no acidifikācijas, no temperatūras pieauguma, kas novad pie termiskās ekspansijas un arī jūras līmeņa pieaugums, bioloģiskās daudzveidības eh, zaudējumi un arī eh, bezskābekļa zonu veidošanos. Pat, ja atsevišķi no šiem procesiem Ehm, var šķist reģionāli, ir nepieciešams meklēt e, globāla veida reakcijas, jo jūras vīde nesakrīt un tai nav politisko robežu. E, e, Tāljūras, atklātās jūras apgabali, tiem ir jākļūst pār kopīgās politikas uzmanības centriem. Mums ir nepieciešams uh, koordinētas programmas jūras zinātnēs ne tikai, lai saprastu okeānu lomu globālajā sasilšanā un karbonu ciklā. Tam ir jābūt eh, kā apņemšanās pasākumam, kas eh, daudz vairāk iesaista valstis un reģionus. Eh, valstis ar vislielāko uh, pasliktināšanās risku ir vismazāk iesaistīti šobrīd šajos pasākumus. Tāpēc mums ir nepieciešams pakāpeniski un konstanti pievērst uzmanību izglītībai, izglītošanai, izpētēji, lai jaunā pētnieku paudze un iedzīvotāju paudze varētu vislabākajā veidā izmantot savas tiesības. Pulkstenis turpin tik šķiet, un tas neņem vērā laika joslas. 20. Um, gadsimta lielais pātrinājums var atstāt ļoti bīstamas sekas mūsu turpmākajai civilizācijai. Un tāpēc mums ir jāpievērš lielāku uzmanību paudzei, kura mobilizējas eh, progresam un apkārtējās vidas jautājumiem. Vēlos viņiem pateikties un uz viņiem ceru. Paldies! Thank you very much also for Liels paldies arī par eh, runas laika ievērošanu. Tagad nākamais runātājs ir Klaudija Monteiro de Agijaras kundze, transporta komitejas locekla. Lūdzu, trīs minūtes jums. Muito obrigada. Cumprimentar todos. Paldies. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, eh, komisāriem, parlamentāriešiem un citiem, kur izteicās. Un no šiem trim minūtēm man pāris sekundes ir jāizmanto, lai pateiktos. Uh, kolēģijai Gezinē Maisnerei pār visu viņas ieguldījumu zilaģa pasauli, zilē ekonomikā, jūru un okeānu jautājumiem. Tāpat arī Rikārds Santušs eh, vēlos pateikties, jo neatkarīgi no tam, ka uh, mēs pārstāvam atšķirīgas politiskās grupas, viņš ir viens no tiem portugāļiem, kurš ļoti daudz ir strādājis jūras jomā. Tāpat uh, aicinu pievērst uzmanību visām tām iespējām, ko var piedāvāt jūras un okeānu, un arī pievērst šiem jautājumiem uzmanību, domājot par Eiropas vēlēšanām, jo mēs uzskatām, ka parlamentam un komisijai ir jārīkojas saskaroties ar šiem lielajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, kā arī jānosauc aktīvisti, kur strādā pie šiem jautājumiem, Devina Borovu no iniciatīvas Blue World, kuri piedāvā konkrētas iniciatīvas šo problēmu risīšanai. Eiropas Savienība ir pievērsus lielu uzmanību, lai apkarotu plastmasu apjomu okeānos, tomēr skaitļi ir satraucoši. Mums ir jādomā par stratēģijām, kā mēs varam pie. Uh, piemērot īsā, vidējā, ilgu, ilgā termiņā zvejniecības jautājums, apkarot atkritums. Eiropas Savienība tērē šo, šobrīd e, ārkārtīgi lielas summas zilē ekonomikā, tomēr ir jādomā par elementiem, kas palīdz labāk izprast uh, jūras vidas stāvoklī. Un mums ir arī jāatbalsta jūras potenciāls, un tas varētu būt kāds laika procesa turpināšanai. Mēs visi esam vajadzīgi, lai mēs varētu risināt šos milzīgos izaicinājumus. Mēs turpinām strādāt arī transporta komitejā, kur uh, tiek gatavot ziņojumi šai sakarā stratēģijai, lai varētu izmantot eh, šķidrot dabas gāzi eh, kā degvielu jūras transportā, kā arī izmantot citas mazāk piesārņojušas degvielas un citas enerģijas formas. Tāpat arī mums ir eh, jādomā par starpsektoru pieju, kas ir koncentrēts uz integrētu jūrlietu politiku. Tāpat arī jāgūp peitu. Uh, Eh, kolēģis, kurš ļoti lielu uzmani eh, darbu ir ieguldījis eh, jūrlietu politikā. Un visbeidzot jāatzīmē ir atsevišķi ultraperifērija reģioni jūras lietu kontekstā. Un arī to, cik ļoti būtiski šie aspekti ir cīņā pret uh, klimata pārmaiņām un, un par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Es vēlētos veidot vienā no ultraperifēriem reģioniem uh, centru cīņai pret jūras piesārņojumu. Es piedāvāju to veidot Madeiras salā, um, izveidot tādu centru, kas palīdzētu labāk risināt šo apdraudējumu, un arī jāatgādina, ka Portugālē atrodas Eiropas jūlieta aģentīrā. Un noslēgumā vēlos mudināt visus komisiju, parlamentu, eh, nevalstiskās organizācijas, klātesošos jauniešus, lai mēs visi iesaistītos uh, Eh, cīņā pret jūras piesārņojumiem, atkritu, atkritumiem jūrā un lai mēs varētu katru reizi vairāk uzlabot un redzēt labākus jūras un okeānus. Paldies! Liels paldies, kolēģi, par šo ievērumu ieguldījumu. Tagad uzklausīsim būtisko sarunu partneru viedokļus. Ar prieku vēlos jūs viņ, ar viņiem iepazīstināt. Sākumā došu vārdu Tjago Pita Ekuņa kungam, kurš ir Oceāno Azul fonda izpildu direktors. Vārds jums četras minūtes. Sure. Thank you, mother. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, godājamie parlamenta deputāti, Velskungs, kolēģi komisijā, bijušie kolēģi, dāmas un kungi. Okeāna sistēma ir viskritiskākās eh, stāvoklī šobrīd uz planētas. Tomēr mēs redzam arī, ka cilvēku darbība ietekmē eh, okeāns, zaudē savas spējas saržot biomasu, ģenerēt skābekli, nodrošinot bioloģisko daudzveidību. Un Tādā veidā okeāns eh, piedzīvo ārkārtīgi dziļu apkārtējas vidas eh, krīzi, ko pagaidām vēl cilvēku rase nav izpratusi. Starptautiskā sabiedrība šobrīd nepiedāvā risinājumu, eh, lai varētu šo problēmu risināt. Un 2020. gads kļūs par robežpunktu nevis panākumiem, bet manis pārstāvētājai Oceāno Azul fond, Eh, fondam, kurš eh, piedāvā risinājumus. Tāpat jāatzīmē, ka jaunā paudze pauž savas negatīvās sajūtas un frustrācijas, kā mēs arī to mēs redzējām jau uh, uzklausot jauniešu pārstāvjus, kuris teicās pirmīt. Ir jārīkojas kopā visiem. Apvienotās nācijas šobrīd uh, runā par to, ka Portugāla un Kenija varētu organizēt jaunu okeānu konferenci lai īstenotu ilg, 14. Ilg, ilgtspējīgas attīstības mērķus. Un jāatzīmē, ka šeit ir runa pār problēmām, kas caur visdažādiem es aspektiem, un šim nolūkam mums ir jādomā par labāko painu, kā klimata pārmaiņu un okeānu saistošie aspekti, vai arī mūsu sabiedrības attieci, attīstības modelis, kurš lielā mērā ir atkarīgs no uh, dabas resursu ieguves un tā, to negatīvo ietekmu uz okeānu. Startautiskai sabiedrībai eh, būs iespēja pieņemt aicinājumu darbībai sagaidāmai apvienoto nāciju okeānu konferencē, bet arī pilsoniskai sabiedrība ar savu atbildību. Mūsu nodibinājums strādā, lai veicinātu jaunas jūras pasargātos apgabalus, lai veicinātu ilgspējīgu zilo ekonomiku. Un šajā kontekstā ar prieku mēs jūs informējam, ka Azoru reģionālā valdība sadarbībā ar nodibinājumu Oceāno Azulu un veitu nodibinājumu ir pieņēmusi lēmumu eh, rezervēt 15% visas Azoru reģionas ekonomiskās zonas kā jūras pasargāto apgabalu, kas būs 7,5% no visa Eiropas Savienības jūras apgabaliem kopumā. Tāpat arī mēs paļaujamies uz to, ka Eiropas Savienība un komisija kopīgi ar Azoru salām īstenot šādas sat, uh, eh, iniciatīvas ne tikai sadarbībā ar Portugālu vai Azoru salām, bet viscaur Atlantijas okeānu ziemeļa austrumu daļā. Dāmas un kungi, tomēr eh, Oceāno Asulu iniciatīva nenozīmē to, ka mēs sasniegsim mērķus tikai ar okeānu pasargāšanas mērķiem. Mēs uzskatām arī, ka risinājums jāmeklē ekonomikā jo mūsu ekonomiskās attīstības modelis pierāda, ka tas neatbilst planētas ilgtspējīgas saglabāšanas nolūkiem. Ir jāmaina šis modelis, un tāpēc priekšnosacījums ir uzlūkot dabu kā kapitālu kā mūsu cilvēku sabiedrības dabas kapitālu. Ja daba kļūst par kapitālu, tāds Eh, ak, eh, dabas pasargāšanai ir jātiek uzskatītai kā ekonomiskai darbībai. Tas pieprasa eh, padarīt dabas kapitālu par bankā konvertējamu, kā to piedāvā Marija Damanaki ar zilajām akcijām. Par... Un šajā kontekstā līdzīgi tam, ko Eiropas Savienība ir eh, veiksmīgi īstenojas enerģetikas politikā, ir iespēja okeānu darba kārtībā attīstībai, veicinot biznesu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību. Dāmas un kungi, jo vairāk mēs atliksim pasākumus uz vēlāku laiku, jo radikālāks eh, pārmaiņas būs vajadzīgas. Jauno uh, eh, uh, paudžu pacietība izsīkst ir nopietni jāizturas pret okeānu krīzi un eh, tā saistību ar jūras vides bioloģiskās daudzveidības degradē, degradēšanos. Mēs nevaram turpināt iet pa ceļu, kad ekonomiskā attīstība noved pie apkārtējās vidas degradācijas. Un savukārt vēlāk šī degradācija novedīs pie turpmākās ekonomiskās recesijas. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Liels paldies! Tagad vērsīšos pie profesora Vladimira Jabīnina, kurš ir starp valdību okeanogrāfiskās komisijas izpildu sekretārs un, un UNESCO di ģenerāla direktora asistents. Lūdzu, Jabīnina kungs jums runas laiks. Paldies priekšādātāji. Sākumā vēlos jūs apsveikt no UNESCO un ģenerāla direktors Audrio Zolēja vārdā. Šajās diskusijās es eh, piedalīšos neatkārtojot visu, kas tika minēts. Eh, tika pieminēta ANO globālā dimensija, kā arī zinātnes eh, nepieciešamība nākotnē mūsu okeāniem. Taču vēlos vērsties pie jauniešiem šeit. Manuprāt, tā ir lieliska profesija darboties okeāna zinātnes jomā šajā gadsimtā. Uh, Un pateicoties tam būs arī mazāk problēmu klimatā. Tāpat vēlos arī uzsvērt, ka UNESCO starp valdību okeanogrāfiskā komisija spēlē vienu no pamata eh, lomām, lai vadītu darbu šajā jomā. Taču Eiropa patiesībā ir galvenais līderis zinātnes jomā, ņemot vairāk kapacitātes. Mums eksistē trīs eh, spēka centri - Ziemeļamerika, Eiropa un Rietum klusais okeāns Tātad mēs ar Eiropu sadarbojamies ļoti produktīvā veidā. Um, mēs saņemam Eiropas uh, novērošanas sistēmas, Eirogus uh, datus. Eiropā atrodas ļoti būtiskas datubāzes, piemēram, Emetnet. Mums ir lieliska sadarbība ar Eiropas komisiju, pateicoties uh, Māra ģenerāldirektoratam, izstrādājot globālo projektu par uh, jūras telpisko plānošanu, lai nodrošinātu to, ka viena trešdaļa uh, no ekskluzīvām ekonomiskajām zonām līdz 2030. gadam tiktu vadīts balstoties uz zinātnes faktiem balstītiem pārvaldības un apsainokošanas plāniem. Inovāciju ziņā mums ir ļoti spēcīga ietekme no apvārsnes uh, eh, 2020 un tā tālāk, un jo īpaši uh, Uh, novērošanas jomā mums ir ļoti daudz daudzsološu projektu. Kāda ir pašreizējā zinātnes situācija? Manuprāt, tas ir, uh, tā ir visbūtiskākā analīze, ko esam nesen uh, ieguvuši. Okeāna zinātnes ir pietiekami spēcīgs, lai varētu noteikt jā, problēmas, ar kurām saskaras eh, mūsu civilizācija. Mēs zinām, cik daudz oglekļa okeāns spēja absorbēt, cik daudz siltuma, cik daudz eh, skābekla var radīt, taču mēs vēl līdz šim nevarējām piedāvāt labus risinājumus. Situācija vēl joprojām paliek tāda, kāda ir, taču tas, kas notika 2018. gadā klimata pārmaiņu jomā, bija tāda, ka zinātne eksistēja, taču nebija vienošanās un rīcības, un tādēļ mums ir jārīkojas, lai zinātne varētu dot savu ieguldījumu, tas ir nepieciešams. Jūs redzat, ka ir dažādi projekti par ilgspējīgu attīstību, ka jāīsteno tādi zināts pasākums, nodrošināt reālus risinājumus uh, okeānu jūru veselībai. Uh, Runājot par to, ka Rikardo Sereo Santošs piedalās šajā attiecīgajā darbā, vēlos jums īsti pastāstīt par konkrēto plānu. Mēs gribam panākt modernizētu jomu, īstenošanu, kartēšana, datu apkopošana, ekosistēmu izveidošana, tālu jūras ekosistēmu izveidošana, dažādu katastrofu pārvaldība un tam līdzīgi jautājumi. Mūsuprāt, mūsu ieguldījums ir veicis okeānu izpratnes veicināšanu visā pasaulē. Šīs modernās tehnoloģijas un projekti dos iespēju dažādiem panākumiem, piemēram, piekrasts jomu pāraudzībā, man, pārvaldībā, um, jūras uh, telpiskajā plānošanā. Zinātni profesionālā veidā tādējādi palīdzēs tām darbības jomām, kas okeānus iesaista peļņus gūšanā, tātad apdota ekonomikā, taču um, netraucēt okeānu veselību. Šāds ir mūsu mērķi mūsu organizācijā. Drīz arī notiks globālā tikšanās par zinātnes indikatoriem okeānu jomā Kopenhāgenē maijā, tāpat arī konference, kuru pieminēja Tiago, koncentrēsies uz aktīvo rīcību, balstoties uz zinātnes uh, atzinumiem. Ceru, ka jūs eh, šo manu vēstījumu uztversiet ļoti nopietni par to, cik zinātne ir būtiska. Mums ir arī savs uh, sauklis. Mēs runājam par to okeāniem, kas mums ir nepieciešama, bet tagad mēs runājam par zinātni, kas mums ir nepieciešama. Paldies! Liels paldies! Ļoti iedvesmojoši! Un tagad es došu vārdu profesoru Pīteru Hercikungam, kurš ir Geomar Helmholca centra okeāna pētniecībai izpildirektors Ķīlē, Vācijā. Lūdzu, Hercikungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos dalīties ar pāris pārdomām ar jums par veseliem uh, tīriem okeāniem un jūrām, balstoties zinātniskajām aplēsēm. Un sākšu ar šo skaitli, ko jūs dzirdējāt, jau šodien vairāk kārt 70%, kas, eh, kuras klāja okeāni mūsu eh, zemē. Šeit ir iekļauti visi okeāni, visas jūras, Tātad 70% no mūsu planētas ir um, klāti ar jūras ūdeni. Tādēļ mēs dzīvojam uz zilās planētas, nevis planētas, kur skar tikai sauszeme. Tātad okeāni mums ir būtiski ne tikai šo izmēru dēļ, bet arī dēļ tās ietekmes, ko rada kā lielākā ekosistēma uz planētas. Un mēs jau šodien dzirdējām, ka skābeklis ir būtisks jautājums. Uh, Okeāni nodrošina 50% no mūsu ielpotā skābekļa. Un šeit par to varam pateikties um, okeāna mikroorganismiem. Ja šie mikroorganismi mums nesniegtu šādu pakalpojumu, mēs nespētu elpot un neatrastos šajā zālē. Tātad tā ir ļoti būtiska funkcija, ļoti nozīmīgs pakalpojums. Tāpat arī okeāni uzņem 30% no kopējās CO2 izmešu daudzuma kopš industrializācijas sākuma. Uh, un 30% no CO2 nozīmē to, ka mēs šodien nerunātu par 1,5% mērķi, bet mēs runā, dzīvotu 3 līdz 4% realitātē. Tādēļ uh, okeāni mums ir izdarījuši milzīgi pakalpojumi, taču tas, protams, maksā, kā jums zināms, CO2 uz, absorbēšana U, okeānos veicina skābināšanos, un šādā ziņā mums par to ir jāmaksā. Tāpat arī okeāni. Uh, absorbē milzīgu karstumu, jo mēs uh, sasildām planētu un, protams, nodrošina arī pārtika miljardiem cilvēku. Tātad okeāni mums ir ārkārtīgi nozīmīgi, to jau esam arī dzirdējuši agrāk. Un okeāni patiesībā nodrošina dzīvības planētas planēta it kā atrodas intensīvajā aprūpē, taču mēs e, kā ārsti nerūpējamies par mūsu okeāniem. Mēs okeānus tikai arvien vairāk noslogojam, piesārņojam, e, skābinām, samazinām skābekli. Ļoti daudziet pieaug zonas, kur skābeklis ir samazināts. E, pieaug jūru līmeņi. Mēs piesārņojam okeānus ar plasmasu. Uh, ķīmiskajiem atkritumiem, organiskajiem un citiem atkritumiem un piesārņotājiem. Tāpat arī mēs kaitējam mūsu okeāna bio daudzveidībai. Mēs vēl nesam pilnībā izpētījuši okeānu visu biodaudzveidību, bet jau ļoti daudz sugas esam negatīvi ietekmējuši. Tāpat arī uh, pārzvei ir veicinājusi dažādu sugu pārmērīgu parādīšanos. 2050. gadā mums uz planētas būs par 50% vairāk cilvēku - 10 miljārdi. Tas nozīmē to, ka šie 50% uh, eh, vairāk cilvēku būs nepieciešami par 50% vairāk pārtikas, enerģijas un resursu. Un daļa no tiem ir jānodrošina okeāniem. Tātad spiediens uz okeāniem pieaug, strauja, un mums ar to jātiek galā. Veselīgi okeāni, veselīgiem cilvēkiem. Manuprāt, tam ir nepieciešams vairāk uz risinājumu balstītas pētniecības. Pamat pētniecība ir pamats visam, taču mums ir nepieciešama pētniecība, kas virzītos uz risinājumiem, vairāk pētniecības koordinācijas un vairāk mērķiecīgāka finansējuma, lai mēs varētu sasniegt reālus produktus un rīcību. Eiropai ir nepieciešams labāk pārvaldīt uh, mūsu okeānu glābšanu turpmākajām paaudzēm uz šīs planētas. Manuprāt, tos jau arī ir ticis minēts agrāk. Un noslēgumā vēlos būt tāds provokatīvs, jo vienmēr sev uzdevu jautājumu, kādēļ ir Eiropas kosmosa aģentūra, bet nevis Eiropas okeāna aģentūra. Un tā kā tas ir ļoti dedz, dedz, tegoša problēma, kā mēs šodien to dzirdējām, mums ir jārīkojas, tad varbūt ir tiešām pienācis laiks vairāk redzamībai, vadībai, rīcībai no Eiropas puses, kad runa ir par mūsu jūru un okeānu glābšanu. Liels paldies! Liels paldies! Tagad esam sasnieguši mūsu paneļa noslēgumu vēlos pateikties visiem dalībniekiem. Mēs centāmies nodrošināt pēc iespējas visaptvarošāku pārskatu par to, ar ko mēs riskējam, ja mēs uh, nopietni uztveram mūsu okeānus un to devumu. Un tagad vēlos dot vārdu manam kolēģim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 because we want everyone to say, this time I'm voting. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labu pēcpusdienu visiem dāmas un kungi. Un mēs varam sākt pēdējo paneļa diskusiju šajā plenārsēdē ilgspējīga zilā ekonomika, kas samazina spiedienu uz okeānu. Vispirms gribētu teikt, Mēsners kundzei liels paldies, ka organizējāt šo pasākumu. Kā Hercekungs tikko ļoti labi mums pastāstīja, ir ļoti svarīgi saglabāt okeānu ļoti labu situāciju, Un eh, tas arī faktiski, Eiro, ka būtu Eiropas okeāna aģentūra. Un uh, gribētu, ka tiešām uh, eh, pasauli saprot uh, daudz vairāk nekā no mēnesis virsas saprot, nekā to, kas notiek mūsu okeānos. Un gribētu atgādināt jums, ka šī pēdējā plenārsēta galvenokārt uh, pievēršas uzmanību potenciālam izaugsmē un darba vietām zilajā ekonomikā un kādā veidā samazināt negatīvo ietekmi uz okeāniem. Kā Hasekungs tikko teica, 50% no mūsu pārtikas uh, un enerģijas un resursiem nākotnē būs jārada, pamatojoties uz to, ko mums dod okeāni, bet gribētu es piebilst, kā daudzas no valstīm, kas robežojas ar okeāniem, tām ir ļoti liels uh, bezdarbs un tādēļ ļoti svarīgi Eiropiešiem veidot integrētu jūras politiku, lai nodrošinātu politikas koherenci, saskaņotību visur zilās ekonomikas sektoros. Un lai saskaņotu šīs politikas jomas, tas būs ļoti liels izaicinājums. Jāsamazina arī regulatīvas šķēršļus Eiropas Savienībā, piedāvā ļoti lielu finanšu atbalstu. Esmu uh, pārliecināts arī, ka komisā, komisijas pārstāv arī šodien runāja par to. Un uh, Eiropas Savienības pētniecības programmas un uh, Eiropas Savienības struktūra fondi piedāvāja tīpaši arī Eiropas Savienības reģionālais fonds un uh, arī jūrniecības un zivsarmcības fonds piedāvā šādas iespējas. Arī piekrastes un jūras turisms, akvakultūra, zilā enerģija, jūras biotehnoloģija. Uh, visas šīs jomas eh, skar arī, pie tām strādā Eiropas Savienības likumdošanas procedūra. Un šajā panēta diskusijā mēs pieskarsimies vairākiem no šo jautājumu. Gribētu pieminēt arī dažas bažas, ko vēlētos paust. Jūs zināt, ka Lielbritānija ir valdījusi pār jūrām gadu desmitiem. Un daži saka, ka viņi drīzāk satracināja likumdošanu, radīja viļņošanos likumdošanā. Bet es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt Lielbritāniju kā daļu no daudzām pētniecības iniciatīvām Eiropas Savienībā, ka, ko tā ir uzsākusi tīpaši okeanogrāfijas jomā un uh, visur, kas ir saistīts ar šo tematu, par ko diskutējam šodien. Tagad vēlētos dot vārdu Emma Navaro Viņa ir vicepriekšēdētāja Eiropas investīcija bankā, un viņa saņems eh, savā uzstāšanās runā četras minūtes laika. Paldies! Man ir liels gods eh, būt šeit kopā ar jums un gribētu sveikt Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju par to, ka dodas mums iespēju runāt eh, par okeānu nākotni. Tā ir ļoti nepieciešama diskusija, tā ir nākotne, kas uh, no kā ir atkarīga mūsu visu dzīve. Un tas ir būtiskais punkts par to, kā mēs varam uh, panākt un virzīt uz priekšu uh, ilgspējīgu okeānu izmantošanu un saglabāšanu. Gribētu atgādināt šodien, ka mūsu okeāni sniedz tādu lielu ieguldījumu arī globālajā ekonomikā, un ir, tas ir potenciāls dzinējspēks gan darba vietām, gan inovācijām, uh, un liela ekonomiskā iespēja sniedz arī nākotnē. Un mēs visi arī zinām, ka uh, Mēs, eh, okeāni ir būtiski, lai risinātu daudzas eh, būtiskus globālus izaicinājumus eh, pārtikas drošumā, enerģijas piegādē un dabas resursu izmantošanā un globālās sasilšanas samazināšanā. Lai izmantot pilnus okeāna potenciālu, tas būs iespējams tikai tad, ja mēs nodrošināsim drošību, drošu izmantošanu, un pagaidām šī situācija ir tiešām ļoti apdraudēta. Uh, Un uh, ir ārkārtīgi negatīva šī situācija. Tas tiešām izraisa lielas bāžas. Mums ir vajadzīga tāda atbildīga un ilgspējīga pieeja ekonomikas attīstībai okeānu jomā, lai nodrošinātu, ka vislielākais dabas resurs uz eh, zemes netiek negatīvi ietekmēts, un no tā varēs arī nākamās paudzes gūt labumu. Lai panāktu to, ir nepieciešama ilgspējīga zilas ekonomikas programma. Uh, To nodrošina gan Eiropas komisija, gan arī Eiropas parlaments, un šī programma ir jāvirz uz priekšu. Eiropas investīcija bankai, kas atbalsta ilgspējīgu zilo ekonomiku, šis jautājums ir prioritārs. Tas ir tikai dabiski ilgspējīgas eh, attīstības un eh, klimata programmas eh, atbalsts ir mūsu misijas būtiska daļa kredīti klimata aizsardzībai. Mums ir tādi ļoti ambiciozi klimata mērķi. Vismaz 25% no mūsu finansējuma ir veltīta klimata programmām. 60 miljārdi eiro bija pagājuši gadu. Mēs 100 eh, eh, miljārdu dolārus ieguldījām visā pasaulē, un gadu gaitā mēs esam bijuši tā kā stūrakmens investīcijās zilē ekonomikā, gan e, mēs esam e, arī mobilizējuši privātā sektora kapitālu, atbalstījuši ilgspējīgus e, projektus gan Eiropā, gan arī ārpus tās. Labs piemērs ir mūsu flagmaņa loma, ir arī atbalstā divas trešdaļas no visas kapacitātes mēs atbalstījām vairāk nekā 1,6 miljārda eiro pēdējos piecos gados arī ārzonas. Mēs atbalstām šo sektoru, kas paplašinās. Tāpat es arī varētu pieminēt mūsu investīcijas piekrastes aizsardzībā. Mēs atbalstām arī zaļumošanas eh, pasākumus jūrniecības sektorā un ir daudz citu piemēru. Mēs strādājam arī, lai aizsargātu okeānus no uh, plasmasas atkritumiem. Tas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem ekosistēmām šodien. Tādēļ pagājuši gadi mēs uzsākām kopā ar Vācijas un Francijas attīstības bankām mūsu tīro okeānu iniciatīvu. Nākamais piecos gados mēs sniegsim 2 miljārdus eiro projektiem, kas samazinās eh, jūras atkritumus, it īpaši plasmasas atkritumus un, eh, šī, un arī neapstrādātās eh, kanalizācijas ūdeņus. Un tas ir eh, tie projekti, kam būs ļoti lieli vides un sociālā ietekme. Kā attīstīt zilo ekonomiku? Tur nav runa par to, kā iegūt tikai vairāk naudu. Šeit ir jārisina arī jautājums par kvalitīvām inovācijām, kā novērst arī šķēršļus. Zilās ekonomikas projektas eh, tie saskaras arī, arī ar šķēršļiem, tīpaši kā piesaistīt privāto kapitālu Šeit runa ir par jaunu tehnoloģiju attīstību un par tirgus uzlabošanu, lai risinātu šo problēmu. Mēs esam izstrādājuši kopā ar komisiju finanšu instrumentus, kā samazināt riskus tādos projektos, eh, kas ir eh, piesaista privātos investors. Tas ir izšķirīgi, tādēļ, ka inovācija un zinātne ir būtiskas, lai risinātu problēmas eh, un lai atbalstītu okeāna ekonomiku, lai veidotu ilgspējīgu ekonomiku, mums ir jānodrošina finansējums. Tām ir jāpārsniedz arī vēl valsts finansējuma robežas. Privātais sektors ir jāiesaist, un lai tas notiktu, ilgspējības eh, aspekts ir jāiekļauj investīciju lēmumos. Tikai tad mēs būsim spējīgi atbalstīt ilgspējīgas investīcijas mūsu okeānos. Lai vadīt investorus uz ilgspējības eh, perspektīvu, ieraugās, kā, kas ir šī flagmaņu darbs eh, finansējumā. Mēs esam attīstījuši to kopā ar Eiropas komisiju šādus projektus un arī ar eh, Pasaules resursu institūtu un Pasaules dabas fondu. Un šogad mēs eh, šos principus, uz kā balstīsies jaunās iniciatīvas, tas ir kā tāds, eh, kā tāda kopīga, eh, kopīgs lietu sargs, kā tāda kopīga pārvaldība. Un tas, kas ir sācies ar tāda apņemšanās no institūcija puses, tas kļūst par tā, kā tādu zelta standārtu, kā mēs iegūdām investīcijās ilgspējīgā veidā. Laiks nav, tas ir ārkārtīgi maz, bet ir jārisina ātri šādi izaicinājumu, kas prasa daudzpusīgu darbību, un eh, tādā izpratnē šodienas pasākumus piedāvā vienreizēju iespēju apmainīties ar idejām un radīt jaunas partnerības, lai risinātu izaicinājums. Varu jums apliecināt, ka Eiropas Investīcija banka ir apņēmības pilna atbalstīt ilgspējīgu zilo ekonomiku, kas uh, apvieno gan privātās investīcijas, gan valsts investīcijas lai, un mūsu bankas investīcijas, lai mēs kopīgi gūtu panākumus. Lies paldies! Paldies Navaro kundze, un tagad gribētu Pieru Delso kungu. Viņš ir Eiropas komisijas direktorāta pārstāvis, viņš atbild par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmē darbību un mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Viņam būs iespēja izteikties uz četrām minūtēm. Lūdzu, jums vārds, Dezaukungs. Lies paldies, priekšādātāji. Jā, ļoti garš nosaukums eh, tam, ko es daru Eiropas komisijā, bet to visu var eh, apkopot ar dažiem vārdiem. Debesis, Kopenīgs, debesis, Var jau pateikt, ka tām ir robežas, bet tas tomēr ir tāds eh, skaitlis, ir tāds ļoti spēcīgs instruments, lai uzraudzītu, ko mēs darām. Un, un prezidents Tajānī jau teica, ka Eiropas komisija, ESA, Eiropas uh, kosmosa aģentūra izstrādāja šādu jaunu, eh, ļoti spēcīgu instrumentu Kopernikus. Tas ir satelītu sistēma, kas uh, uzrauga zemeslodi un uh, novēro, kāda ir situācija uz zemeslodes. Šajā kontekstā, protams, okeāna ir ļoti svarīga daļa novērošanā, ko mēs veicam kopā ar Kopernikus. Un eh, tāda, tāds instruments kā Kopernikus, to ir vērtējuši visi eh, pasaulē ASV un vērtē kā vislabāko sistēmu pasaulē. Tad mēs kā Eiropieši visu kopā esam izveidojuši sistēmu, kas ir vislabākā pasaulē novērotu zemeslodi. Ko mēs darām ar šo uh, novērošanas uh, rezultātiem, kas nāk no Kopernikus. Mēs izstrādājam pakalpojumus, kas arī uzrauga to, kas notiek okeānos, un mēs izstrādājam to, ko mēs saucam, tā saucamie jūrniecības pakalpojumi. Un šeit ir arī prognozes par okeāna klimatu. Un uh, uz pamatoties uz šo zemeslodes novērošanas satelītiem, mēs izveidojam ziņojumus par tādiem kā ledāju kušana, par jūras līmeņu situāciju, mēs novērojam, kas notiek okeānos, un tādēļ tas ir ļoti svarīgs aspekts, Kopernikus, ir eh, jūras uzraudzība, novērošana, tas tiek izmantots, lai novērotu visas aktivitātes, kas notiek okeānos, eh, piemēram, kas tiek darīts, kas tiek īstenots, bet kas tāpat ir ļoti svarīgi, ir eh, novērot piesārņojumu situāciju. Mēs varam tad arī ātri reaģēt. Vēl viens svarīgs pakāpojums, ko Pērnikus ir ārkārtas gadījumu pakāpoju. Piemēram, kaut kāda krīzes situācija ir kaut kāda plūdi, kā piemēram Mozambikā pašlaik, tad Kopernikus var tikt aktivizēts, lai uzraudzītu šo situāciju un lai glābtu cilvēkus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un kas tiek arī izmantots un to regulāri izmanto. Un ir arī diask Kopernikus ir lielākais piedā, piegādātājs datiem datiem pasaulē. Tātad viss, kas eh, parādās, eh, visi dati, Kopernikus ir par brīvu visiem, bet sarežģījums ir tādēļ, ka mums ir tik daudz datu, un pat tad, ja tie ir brīvi dati, par tiem nav jāmaksā. Tas ir ļoti sarežģīti ar tiem visiem šādi, šādi ir liels datus, ko mēs darām. Mēs pieņēmām lēmumu maksāt privātiem operatoriem un lūgt viņiem radīt elektroniskās platformas. Uh, kas izmanto šos datus un uh, pārvalda šos datus, tie arī ir par brīvu visiem. Un kāda ir šī ideja? Ideja tā visa pamatā ir, lai katram būtu iespēja izmantot šos datus, tos redzēt un izstrādāt pakalpojumus, risinājumus, produktus, kas pamatotos uz uh, šīm uh, platformām. Piemēram, ja jūs ievadāt tur datus vai jums ir vajadzīgi, piemēram, tad jūs ejat uz šo uh, portālu, šo datu bāzi, un tad jūs varat par brīvu redzēt eh, un uzraudzīt eh, jūs interesējušo jautājumu. Kāds ir mērķis? Ir eh, pamatā nodrošināt, ka datus var izmantot visi pasaulē, arī, protams, Eiropā, un izstrādāt pakalpojumus, kas uzrauga šo situāciju zemes un okeānos. Un pēdējais ir Arktika pat tad, ja Kopernikus ir tāda veiksmīga programma, mums tomēr jāturpina to izstrādāt un uh, arī apkop nākotnē. Jūs zināt, ka notiek arī saruna procesa eh, par uh, gada finanšu ietvaru. Mēs uh, vedam sarunas ar parlamentu un padomu, un tad mēs izstrādājam jaunus kosmosa programmas nākotnē, ko mēs vēlētos var izstrādāt Kopernikus nākotnē, ja mēs gribam dabūt mums arī atbalstu no parlamentu un no dalību valstīm, ir tā saucamā Arctic Mission. Ko mēs Ko mēs gribam darīt? Mēs nu, gribam izmantot Kopernikus, lai novērotu uh, Arktikā um, šo situāciju, kā mainās klimats okeānā un vispār pasaulē. Mums patiešām tā vajadzēja būt tādai top prioritātei, lai izmantotu satelītus, lai uzraudzītu šo situāciju. Tā vairāk vispārīgi. Nav jau runa tikai par uh, jūras joma, tas ir katram svarīgs. Mēs vēlamies šo klimata izmaiņu misiju, lai, mē, lai šeit būtu šī novērošana. Un eh, vislabākais instruments, kas ir pieejams, protams, ir kosmos. Un uh, Eiropa ir ļoti spēcīga daudzos sektoros, bet tomēr ar uh, Kopernikus mums ir instruments, kas ir ārkārtīgi spēcīgs un uh, kas arī varētu būt spēcīgs instruments, lai risinātu šo okeānu jautājumu. Lies paldies! Uh, thank you very much, Ms. Liels paldies, uh, Dēls jau kungām. Lūdzu, viens teikums. Tad, kad jūs runājat par Kopernikus, rodas tāds iespējas, ka mums jau ir tas, ko Hercegs stāstīja, bet uh, ko jūs domājat par šo ideju, ka mums būtu Eiropas okeāna aģentūra? Atvainojiet, kā jau minēju, mums ir Eiropas kosmosa aģentūra. Jā, kādai gan nevarētu kaut ko līdzīgu paredzēt arī okeāniem, jo tas ir nozīmīgi. Ņemam to vērā un varbūt varēsim tiešām izmantot Eiropas vecākā samatpersonas piekrišanu šādā ziņā. Un tagad gribu dot vārdu dažiem no mani parlamenta kolēģiem. Sākumā izaskundu Bilbao Barandīka no Aldes trīs minūtes lūdzu lūdzu dodu vārdu Barandīkas kundzei. Tiešādu. Paldies, esiet sveicināti visiem. Paldies visiem tiem arī, kuri mūs apmeklē un arī tiem, eh, kuri radīja iespējamu šī pasākuma noturēšanu un tīpaši Gezīnē Beisnerei. Zilā stratēģija izaugsme ilgā termiņā tiek analizēta šodien līdz dienas garumā, un es domāju, ka tas ir viens no modeļa 2020 interesantākajiem konkrētajiem e, izpaudumiem. E, tā uzsākšana ar komisijas pasākumu div, e, komunikāciju 2012. gadā nozīmē to, ka Eh, tiek veidot izausme, kas ir saistīta ar eh, aktiv, tradicionālo aktivitāšu pārveidošanos. Izaugt, eh, vienlaicīgi samazinot, palīdzē, palīdzēt veidot ekonomisko un sociālo līdzsvaru piekrastes kopienās ir ļoti būtiski mums ir izdevies atbalstīt tradicionālās aktivitātes ar nozvejas plāniem. Ir uzlabojušās eh, zivsamniecības tehnikas, pātrinās akvakultūras attīstība, kā arī pārveidojas gan tirzniecības, gan zvejniecības flotes. Tiek izmantota, es, eh, izmantot jauni sasniegumi autonomajā navigācijā. Tāpat arī e, būtiskas ir inovācijas, kas palīdz e, jaunos produktus izmantot apdraudējumu pārveidē par iespējām, piemēram, samazinot plasmas piesārņojumu, at, par, e, paredzot attīrīšanas un jūras uh, atkrituma attīrīšanas iespējas. Tas ir ļoti nozīmīgi ilgtspējīgai attīstībai un arī vēl jāatzīmē ir tāds aspekts kā jūras enerģija. Es esmu no Basku zemes un lepojos ar to, ka mutriko Basku zemē. Uh, izveidota elektrostaciju 16. gadā varēja saražot 1,3 gigavatus elektrības, kas tik tiešā veidā ievadīti vispār ģenerālajā elektriskajā tīklā. Neviens cits elektrouzņēmums, izmantojot viļņu enerģiju, nav varējis sasniegt šādu enerģijas apjomu To pašu var teikt par pirmo aero, peldošo aeroģeneratoru, kas nesen tika atklāts Kanārijas salāts Eiropas peri, ultraperiferā reģionā, kas ir ar vadošo lomu ilgspējīgas ziņā arī ar tādu iniciatīvu kā vēju eh, vainags jeb la korona deviento. Ir jāmeklē risinājumi, kas ir balstīti inteliģentā specializācijā vai eh, vietējos apstākļos. Un visbeidzot, arī jādomā pār jaunām politikām un aktivitātēm, ko mēs plānojam attīstīt. Tāpēc es apsveicu augsta līmeņa konferenci Eh, attiecībā uz to, ko mēs varam sasniegt attiecībā uz jūru. Es to saku gan kā Eiropas parlamenta deputāti, gan arī kā cilvēks, kurš dzīvo sabiedrībā, kas pārtiek no zilās ekonomikas un kurš apzinās, ko nozīmē ilgspējība. Tāpēc no krasta raugoties, gribu noslēgt ar veistiem. Eh, piekrastes kopienām ir jābūt ar ļoti nozīmīgu lomu, to dalība ir ārkārtīgi būtiska, lai pārmaiņas varētu virzīties uz priekšu un lai mēs varētu gadsimtiem ilgi turpināt sadzīvot ar jūru. Un mums ir jādomā par iespējām, servisiem, pakalpojumiem, lai mēs varētu nodrošināt sabiedrībai un lai mēs varētu uzlabot un saglabāt mūsu attiecības ar jūru. Paldies! Lielas paldies! Nākamās kolēģis darbs ir daudz skaidrāks. Klāra Eugenijā Gielera Garcia no sociāldemokrātiem. Trīs minūtes jums lūdzu. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji, esiet sveicināti visi. E, mēs e, šodien piedalāmies ļoti interesantā diskusijā, un es vēlētos šajā parāda diskusijā nāklājot ar dažām pārdomām, lai izraisītu debatas. Zila ekonomika nevar būt eh, un nevar palikt par tikai vēl vienu jaunu jēdzienu. Tad, kad mēs gadiem ilgi runājam par ilgspējību, mēs sakām, ka nevar apgalvot, ka viss ir ilgspējīgs. Ir lietas, kas veicina ilgspējību, ir lietas, kas to neveicina, bet jāapzinās, ka zilās ekonomikas risks ir tāds, ka tas var kļūt par iedzienu, kurā viss tiek iekļau, ielikts, viss jaunais. Tāpēc ir jābūt elementam, kas pasvītro atšķirību. Mēs nevaram uh, E, turpināt darīt visu tā, kā mēs bijām ieraduši darīt līdz šim. Ir jādiferencē tas, kā, kāda pieeja mums ir. Uh, šīm lietām, tā un arī kopā ar mums ir Navarro kundze, eh, kur tik uzstājās. Mums ir jādomā par to, kā mēs novirzām investīcijas gan eh, valsts, gan privātās, lai varētu atbalstīt un veicināt zilo ekonomiku. Tas ir prioritāri rīkoties. Mums var būt vienādi vai līdzīgi mērķi, bet mēs varam iet uz tiem pašķirīgiem ceļiem un mums ir jābūt skaidrībai, kur mēs novirzām investīcijas. It tīpaši tas attiec uz valsts, bet arī uz privātajiem. Okeānos ir ārkārtīgi liela resursu bagātība, un tām piemīt ļoti lielas iespējas veicināt no ekonomiku un, un nodarbinātību bet mēs nedrīkstam pakļaut pārliecīgai eh, eksploatācijai, resursijā, eh, okeānus eh, jāapzinās, kā bi bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas un visi aspekti, visi šie elementi ir jāņem vērā, un tāpēc ir jādomā par uh, formu nomaiņu konkrētajā gadījumā. Uh, un par to daudz jau tika runāts. E, tie bija plasmas piesārņošie elementi. Es gribu runāt par zivsaimniecības nozari. E, Eiropas Savienības e, zvejniecība ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas, un reizē mēs to nepietiekam novērtējam, jo bija ļoti daudz darāmā, un mums nepietika enerģijas visiem aspektiem. E, par ilgspējīgu nozveju runājot, ne tikai vidusjūrā, bet arī Atlantijas okeānā, Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, mums ir jādomā par to, lai un kā mēs varam izvairīties no pārlieku lielas nozvejas. Tas skar arī uh, citas eh, zvejniecības veidus. Un atsevišķi pri, eh, principi, kurus gribētu, lai izskan šeit debatēm un pārdomām, ir nepieciešami šai zileģai ekonomikai, lai tā būtu ilgspējīga. Un pirmais no tiem mums ir jārēķinās ar visu iesaistīto spēlētāju dalību, tī, visu to, kur strādā ar jūrām un okeāniem. Mēs nedrīkstam izslēgt nevienu. Mums ir jāpiesaista pilnīgi visi, kas šeit ir iesaistīti. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, lai varētu pieņemt lēmumus ilgspējīgas zilās ekonomikas sakarā. Otrkārt, ir jāņem vērā lieta, ko mēs daudz pielietojam, bet reizēm pretrunīgi. Tas ir vislabākais iespējams novērtējums, adekvāti un pietiekami izvērtēt un zinātniskā veidā izvērtēt lietas. Eh, šis aspekts nereti netiek pietiekami ņemts vērā. To mēs esam redzējuši ne tikai šeit, šajā sēžzālē. Tāpēc zinātniskā vērtība ir būtisks elements, lai izvērtētu ilgspējīgu zilo ekonomiku. Un treškārt, ir jāņem vērā visi ilgspējības aspekti - ekonomiskais, sociālais un vidas. Visi trīs. Ja mēs vienu no tiem aizmirsīsim, tad mēs savu darbu paveiksim slikti. Visi trīs aspekti ir svarīgi lai varētu veidot labāku nākotni gan vides, gan ekonomiskajā, gan sociālā ziņā. Un nevienu nevar un neviens nedrīkst no šiem aspektiem izpalikt. Tāpēc es domāju, ka zilā eh, ekonomika nāc ar, nāk ar daudzām iespējām, bet mums ir arī jāapzinās, uz kurieni mēs dodamies un kādi ir mūsu mērķi, lai mēs varētu to sasniegt. Tāpēc Es domāju, ka izmantojot šīs milzīgās iespējas, mums ir jāpiesaista pilnīgi visi spēlētāji. Tie ir tie lielākie aspekti, par kuriem es gribēju runāt šodien. Mēs piedzīvojam um, lielas pārmaiņas, un uh, es vēlētos uh, apsveikt piedāvājumu jaunai okeāna aģentūrai, bet ko domā padome? Padome domā, lai novirzītu mazāk resursu. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam izdarīt vairāk ar mazāk resursiem. Tāpēc ir jādomā par to, kā mēs labāk varam novirzīt mūsu rīcībā esošos uh, resursus šādas aģentūras izveikt nebūtu, izveikt, izveikt nebūtu viegla, bet domāju, ka tā ir apsveicama. Uh, eh, iz... Paldies, un tagad gribētu dot vārdu Izabels Tomas kundzei no sociāldemokrātiem. Trīs minūtes, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs, turpināšu franču valodā. Ja es būtu okeāns, un es redzētu pār savu šūpuli tik daudz labo pēļu, es Eh, nobažī, būtu nobažījies. Sitī, nobažījusies Sitī, pašredzot to, ka par man liecās Eiropas investīcija banka. Man šķiet, ka tas ir kā jauns Eldorado daudziem investoriem, un tam ir daudz iemeslu, daudz iemesli, un tas jau izskanējis pārāk gari par to nerunāšu kas ir e, atjaunīgās enerģijas potenciāls jūrā, robotikas potenciāls, kas nozīmē, kā varētu uh, Ehm, rakts tūk, eh, tūkstošiem eh, kilometru eh, dziļumā. Šobrīd visvairāk pasūs, pasūtītie kuģniecībās um, kuģi ir uh, tādi, kuri spēj veidot naftas urbumus, uh, tos iesākt un doties prom. Es nedomāju, ka tas ir vislabākais veids, kā arī sinēt šo problēmu, bet ir ļoti daudz pie iemeslu, lai mūs vilinātu zilā ekonomika. Ir labi un arī slikti iegānasti, un šie sliktie iemesli ir tādi, ka pieaug iedzīvotāju vecums, pieaug iedzīvotāju skaits, piet, sāk trūkt zemes resursu, ir tāda ekonomika, kurā pieaug um, preču pārvadājuma apjoms un arī uh, tādas enerģijas izmantošanas prasības, kas vēl pirms dažiem desmitgadiem bija neiedomājamas. Bet tagad, kas ir visbūtiskākais? Neatkārtotu jūrā tās kļūdas, ko mēs esam pieļāvuši uz zemes. Tas nozīmē, ka jā, radikāli ir jāmaina. Uh, eksploatācijas modelis, ko mēs pat nedrīkstam eh, nodēvēt par eksploatācijas modeli, tam ir jāmeklē jauns vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka uz zemes mēs esam izšķērdējuši, mēs esam pieļāvuši neatgriezeniskas kļūdas, esam pieļāvuši noziegumus pret vidi, mēs esam šķērdējuši dabas resursus, kuri neatjaunojas. Ir jāmaina modelis un jādara tas, un bez šeit atbalstu Klāra Sagilers tikko sacīto, ir jāsāk e, darīt to, ko mēs esam iesākoši nozvejas sakarā maksimālo nozveju pat, ja tas nav optimāls risinājums, ir jāsaglabā vienmēr dabas resursu kapitāls Es nevēlos šeit izmantēt kapitālisma terminoloģiju, lai nerunātu par pamatkapitālu un procentiem. Un visbeidzot, jāiz, uh, jāmazina ietekme uz resursiem un krājumiem kopumā. Tāpēc ir jābūt darāmā ļoti daudz, bet ir divas prasības par datiem attiecībā uz labu pārvaldību resursiem, ekosistēmām un zivju krājumiem. To nevar īstenot bez datiem un otrkārt kontroli. Jā, policijas jautājums, kura uh, nereti nozīmē to, ka uzticība reiz tāds kontroli gan uh, bagātību, saražošanas un dabas resursu izmantošanas ziņā kontrole ir svarīga. Un noslēgumā, lai mēs varētu rīkoties efektīvi, nopietni, lai mēs varētu sasniegt uh, savus mērķus, ir mums jāatbrīvojas no mūsu mazajām nacionālajām nišām, no ekonomiskajām ekskluzīvajām zonām, kas ir 8 vai 12 jūras jūras. Beidzot, ir jāapzinās Eiropas, ai, ka e, tā e, savulaik ir bijusi milzīga pussula. Eiropas Savienība ir jāapzinās, ka tai apkārt atrodas ūdens, ko pagaidām Eh, institūcijas vēl nav izpratušas. Komisāri, mums ir jūras lietu eh, ģenerāla direkcija, kas praktiski nodarbojas tikai ar eh, zvejas lietām. Mums ir parlamentā vesela komiteja, kas nodarbojas kas tikai ar zvejas lietām, bet, piemēram, jūras transports ar to strādā cita komiteja. Es negribu nosaukt tagad uh, visam panelim trūkumus, bet ir skaidrs, ka mēs neesam gatavi kļūt par jūrlietu Eiropu. Ko tas ko nozīmē jūras, jūrlietu Eiropa? Man ir jāsaka daži vārdi par cilvēcību. Neaizmirsīsim cilvēcību okeānos un neaizmirsīsim pienākumu glābt jūrā, glābt cilvēku dzīvības. Uh, lai arī kas viņi būtu. Tas ir princips un vērtība, kam ir e, gadsimtiem ilgas saknes, un Eiropas Savienība šobrīd grib no tā atteikties. Paldies par uzmanību! Lielas paldies! Mums vēl ir virkne runātāju. Katru lūdzu tiešām lūgt ievērot piešķirto 5 minūšu runāšanas laiku. Pirmais runātājs būs Vitors Verdeljo, kurš ir Eiropas Aļģu biomasas asociācijas ģenerāla pārvaldnieks. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies organizācijai par manis uzaicināšanu. Es vēlos ar jums runāt par trim punktiem. Pirmkārt, pastāstīšu, kas ir aļģes, kas ir problēmas, es jau ar okeānu veselību un kāda var būt aiģu loma, lai atrisinātu šo problēmu. Tātad, kas ir aiģu biomasa? Tas ir mikroaiģes, mikroskopiskas aiģes, kas uh, klāja visus uh, okeānus, visus ūdens tilpnes, kas ir ar fotosintēzes procesu var nodrošināt mums uh, skābekli. Šādi šīs aiģes izskatās. Tas ir tūkstoši reizes mazāks par vienu milimetru, un tās ir ļoti dažādas ļoti ar dažādiem nosaukumiem un sēdz dažādu veidu ķermeņus. Šis ir viens no visizplatītākajiem aļģis paveidiem, kas uh, veido 5% fotosintēzi, sēdz visus okeānus. Šeit latīniskais nosaukums redzēts. Un kāds ir šī makro aļģes, jūras aļģes, kuras jūs varat redzēt piekrastē? Šeit jūs redzat dažus attēlus no šīm aiģēm, kas ir ļoti plaši pārstāvēts aiģē Eiropā, kur tās tiek ievāktas no okeāniem, Āzijā tās tiek kultivētas. Un šīm dažādajām aiģēm ir dažādas īpašības, kuras var izmantot ļoti dažādi, gan apsaimniekojot atkritumu ūdeni, gan ražojot dažādus materiālus, polisaharīdus Piemēram, šis aģis paveic. Dažreiz eh, agrāk bija ļoti izplatīts manā valstī Portugālē, taču pārmērīgi tika eh, ievākts un tagad eh, tā trūkst. Un no tā mēs ieguvām želatīnu. Tātad, kas ir problēma okeāna veselības jomā? pārmērīgi eksploatējot okeānus. Mēs redzam, ka šeit ir okeānam ir uh, dažādi posmi, kā CO2, kas rada klimata pārmaiņas un attiecīgi milzīgas problēmas okeānos. Un uh, nākamā problēma ir plastmas, kas jau ir pieminēta, un, protams, arī pārmērīga nozveja, kas ir milzīga problēma. Plasmas, manuprāt, ir viena no galvenajām problēmām, ar kas šobrīd saskaramies nevis milzīgie plasmasas atkritumi, bet gan tieši mikroplasmasa, jo tā ir plasmasa, kas rodas ne tikai pašai plasmasai degradējoties, bet arī no visu apģērbu mazgāšanas, kur, apģērbu, kuru jūs valkājat un es arī. Uh, no tāda apģērba, kas nav no koku vilnas, bet no plasmas materiāla. Un katru reizi mazgājot šādu apģērbu, mikroplasmasas daļiņas nokļūst ūdenī un okeānos, un šie apmēri ir starp 6 līdz 9 miljoniem tonu gadā. Tas ir milzīgs skaitlis, un šī mikroplasmasa ir nepieciešama tūkstoši gadi, lai noārdītos, un no kādā veidā nav iespējams uh, to izgūt no okeāniem, jo tie ir tik mikroskopiskas daļiņas, kas uh, tad nokļūst tālāk pārtiks ķēdē, krils, uh, vežveidīgie un citas sugas uh, apēd šo mikroplasmas un attiecīgi tas nokļūst tālāk mūsu pārtiks ķēdē. Bet nu paraudzīsimies pozitīvāk, kā mēs varam izmantot āļģes. Šeit ir divas galvenās problēmas saistībā ar okeāniem. Tas, ko mēs izmetam okeānos, un otra problēma ir, ko mēs izgūstam no okeāniem mēs izmetam ķīmisko piesārņojumu un izgūstam vienkārši pārmērīgu zveju. Ne tikai zivis, bet arī vaļus, vežveidīgos dolfīnus, pārmērīgi ie, ievācam krilu. Un kādi būtu risinājumi? Tie būtu trijos līmeņos. Pirmkārt, prevencija, kas ir visbūtiskākais - pārtraukt šo rīcību, ne tikai attīrīt okeāns, bet pārtraukt preventīvi. Uh, Šeit ir ļoti liela nozīme aprits ekonomikai, plasmasas ekonomikai, obligātiem ilgspējības prasībām, kā arī uh, lieliem nodokļiem saistībā ar visu, kas uh, rada milzīgu apdraudējumu okeāniem. Tad nākamais būtiskais aspekts ir informācija. Ja pilsoņi nezin, kas notiek, viņi neradīs spiedienu uz mūsu politiķiem, kas attiecīgi nerīkosies. Un noslēgumā ir nepieciešams uh, līdzsvaroti eksploatēt okeānus, jo neizmantojot okeānus, mēs nevaram tos arī aizsargāt. Ko aļģis var panākt šajā sakarībā? Četras lietas. Pirmās divas ir tādas, ka aļģis var aizstāt uh, akvakultūras barību. Akvakultūrā mēs izmantojam 7 miljonus gadā zivju masas un eļļas un izmantojam 200 miljonus eļļas e sojas e, produktu, un aiģis var aizstāt šos obaltumvielas un šīs eļas, e, ja tiek ražotas e, lielos apmēros. Tātad, ja zivju barība var aizstāt ar aiģēm, tad mazāk zivju tiek pārstrādāts par zivju barību, un ja aiģis var aizstāt zivju barību, tad notiks mazākā koku izciršana, jo aiģis vienkārši var aizstāt šos zivju barību. Aļģis var aizstāt ļoti daudzus produktus, eh, kā tas ir redzams turpmākajos slaidos, taču aļģis var iegūt, izmantojot selektīvas procedūras, kur aļģis var kalpot par eh, baktēriju nesējiem, kas eh, sēd plastmas. Vēl viens aspekts ir kontrolzēta aļģu apaugļošana īpašās jomās, zonās, kur nav skābekļa pilnībā, un aļģis var izmantot, lai radītu skābekli. Tas tā var būt ļoti nozīmīga ietekme un ievērojami mainīt situāciju klimata pārmaiņu jomā. Ir četri galvenie aļģu izmantošanas veidi, gan mikro, gan makro aļģu izmantošana veidi. Pārtika, barība, kosmētika, mēslojums, eh, kanalizācijas ūdeņa apstrāti, ķīmiskie produkti. Visas šīs jomas ir Eiropā vadošas. Uh, Ir vairāki pētniecības eh, darbi šajās jomās Eiropā. Un tas arī viss no manis. Paldies! Thank you. And now... Jā, liels paldies. Un tagad Estēra Asina. Viņa ir uh, Pasaules dabas fonda WWF Eiropas politikas uh, biroja direktore. Piecas minūtes, lūk. Jā, darīšu, ko varēšu. Paldies, eh, priekšsēdē, paldies Eiros parlamentam par to, ka organizēju šo konferenci un ka es varu būt šeit, lai varētu prezentēt savu organizāciju, kas sniedz ieguldījumu ilgspējīgas zivas ekonomikas principu kopumā. Daži no runātājiem teica, ka jā, ka mēs patiešām tas ir liels ieguldījums. Eh, Zivju ekonomiskā apmēram 24 triljonu ASV dolāru. Uh, Tas ir apmēram 2,5 un puse. Mēs šeit runājām par to, kādu labumu tas dod par skābekli, par, bet tas ir arī kā tāds buferis klimata pārmaiņai, jo tas patiešām sniedz lielu ieguldījumu. OECD ir novērtējis, ka zilā ekonomika, ekonomika līdz 2050 gadam pieaugs eh, divas reizes un eh, būs arī uh, sniegs ieguldījumu arī enerģijā, transportā un citur. Un, uh, kas tika jau pieminēts, un to es arī jau pieminēju, ir uh, tā ir arī iespēja tiešām rūpēties par sugu daudzveidību. Bet pagaidām tas uh, nevirzās vislabā virzienā, mēs visi ejam nepareizā virzienā. Piemēram, zivju krāģi ir pārzvejoti, mēs rīkojamies šeit ļoti destruktīvi. Mangrovis uh, Un uh, šīs zonas, tās ir uh, tādā katastrofālā situācijā, trīs līdz piecas reizes tās iet bojā salīdzinājumā ar tropiskajiem mežiem. Mēs šeit runājam par plastmasu un klimatu pārmaiņām, kas uh, tiešām ietekmē piekrastes zonas, bet arī par to, kā ūdeņu pārskābošanās. Un šeit, piemēram, ir sugas, kas pārvietojas geogrāfiski. Un ko dara mana organizācija? Ir piemēram, korāļu zonu izbalēšanu, piemēram, viss tas ļoti bīstami korāļiem. Vairāk nekā puse no korāļu krājumiem tiek uh, zaudēta, un līdz 2050 gadam tie vispār varētu pazust. Un tas nav vienkārši tā, ka būtu kāda laba un jauka, jauka suga, bet tas tiešām ietekmē miljoniem cilvēku, kas ir atkarīgi no šīs okeāna ekonomikas, uh, un ka viņi gūs no okeāniem savu pārtiku. Uh, Okeāni ir, ja tie ir veselīgi, tad tas tie sniedz e, ieguldījumu ilgspējīgos mēķos, bet atgriežoties pie to, ko teica iepriekšējā runātāja, mūsu ekonomiskā izaugsme un ambīcijas ir pilnībā atbā, atkarīga no veselīgām ekosistēmām. Mums nevajadzētu tikai runāt par mūsu ambīcijām par zilo izaugsmi, bet drīzāk par to, kā vajadzētu samazināt riskus un, sama un palielināt okeānu pretoties spēju. Tas prasītu daudzas no šīm ekosistēmām, pirms mēs uh, sākam domāt par to, kā tās izmantot. Mums ir jāraugās, kādas ir mūsu planētas robežas. Mums ir tikai viena šī planēta. Un tādēļ mums ir vajadzīgi tādi investīcijas, kas ņemtu vērā uh, šīs eh, dabas resursus, kas ir apdraudēti, un to vajadzētu ņemt vērā, pieņemot jebkuru ekonomikas lēmumu. Tika pieminēja to arī mūsu kolēģi. No vienas puses mums ir eh, pilsoņi, kas prasa rīkoties, bet no otras puses mums ir arī politika. Un ir jau šādi likumdošanas instrumenti, uz kā pamatu varētu veidot eh, ilgspējīgu uh, zilveklām, bet mums ir jāie, jāveido to. Gribētu šeit pieminēt trīs. Pirmkārt ir kopīgā zilsamsības politika, tās mēķis, lai panāktu ilgspējīgu zilsamniecību līdz 2020. gadam, bet tāpat arī jūrniecības stratēģija. Tātad jau tūlīt pat tas viss jāsno 2020. gadam. Un uh, arī bioloģiskā daudzveidība, atvainojos, par to, ka neskaidri izrunāju, un tas ir 11. mērķis. Vismaz 10% no piekrastes un jūras zonām tas ir jāskar, kā jau tika teikts, un to ir vērts pateikt vēlreiz, mēs aicinām tiešām rīkoties. 2020. gadā mēs veidosim krājumu, ra, ra, pār, pārskatīsim šos daudzas eh, starptautiskās vienošanās eh, konvenciju par bioloģisko daudzveidību, CPDB, un mēs aicinām eh, veidot tādu jaunu vienošanos par dabu, kas iekļaut arī okeānus un sugu daudzveidību. Tam vajadzētu daudz vairāk būt centrā politiskajā darba kārtībā. Un eh, galvenie vēstījumi Eiropas Savienība pirmkārt, lai nodrošinātu ilgspējīgas investīcijas globāla ekonomika, otrkārt lai tas būtu gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē, lai būtu šāda ilgspējīga zivsaimniecība un treškārt, lai veidotu okeānu stabilitāti pretoties spēju. Lies paldies! Paldies! Paldies, ka ievarojat laiku. Un tagad vārds ir Remī Kretam. Viņš eh, arī varēs runāt 5 minūtes. Okay, Paldies, eh, doktora Henkelkungs. Labu rītu, labu pēcpusdienu visiem cienījumie komisijas pārstāvji, cienījumie kolēģi. Un eh, mēs eh, reprezentējam okeāna enerģiju. Tas Es ceru, ka jūs varat saskatīt uz ekrāna uh, attēlus un uh, par šo okeāna enerģiju, Ocean Energy. Okay, yeah, it will go. Anyway, the question... Jautājums, ko varbūt jūs uzdosiet, uh, kas mums ir, ne... kādēļ mums ir vajadzīga šī okeāna enerģija? Man atbilde ir klimata dēļ un otrs rūpnieciskās attīstības dēļ klimats Jūs zināt, ka līdz 2050 gadam mēs nevaram izmantot tikai gāzi vai tikai ogles, bet mums ir vajadzīga atjaunojumā enerģija. Ja mēs raudzēmies IPPC ziņojumā un komisijas scenārijiem, lielākā daļa no tiem ir uh, pamatojas uz līdz 2050 gadam atjaunojuma enerģijām, un šeit būs divas galvenās tehnoloģijas. Uh, un šeit vajadzētu nodrošināt līdzsvaru starp diviem aspektiem. Katra enerģijas efektivitāte būs vajadzīga, atbildīgāka rīcība, vajadzīga būs uh, saglabāšana enerģijai, lai varētu ražot elektrību dažādos laikos. Šai sistēmai ir jābūt tādai, tas būs vienkāršāk un palīdzēs līdzsvarot sistēmu. Mēs ceram, ka līdz 2050. gadām mēs varēsim sasniegt 10% no, nu, varēs iegūt no okeānu enerģijas. Un otrais punkts ir par rūpniecības attīstību. Okeāna enerģija. Tur ir nepieciešamas investīcijas, rūpniecības attīstība, piemēram, vēja enerģijā. Tādās valstīs, kā piemēram Dānija, Vācija, jau ir panākuši sasniegums globālajā tirgu. Un eh, tās, tīpaši tās valstis, kas atrodas pie jūrām un okeānam, līdz 2050 gadiem mēs varētu 250 tūkstoši darba vietu nodrošināt šajā jomā un vēl daudz vairāk arī ārpus Eiropas. Tātad jūs redzat, ka daudz kas ir sasniegts, arī pierobežas daudz projekti, protams, ļoti dārgi, bet uh, mums ir vajadzīgi šī, šie piekrastes projekti vējam, saulē, izmantot šeit tērautu cementu un uh, eh, jābeido aprīkojums, ir uh, jāvienkāršo arī procedūras. Un šeit ir jāsāk arī ražot iekārtas nepieciešamās. Mēs vēlamies zilo izaugsmi, kas notiks pēc iespējas ātrāk. Zils ir jaunais zaļais. Okeānu enerģija var attīstīties ilgspējīgi. Es piekrītu Izabelē Tomā. Uh, kura pauda bažas. Pētījumi parāda, ka ir, tas ir ļoti ierobežojoši tikai vērtēt par to, kā ietekmes atstās uz vietējo vidi, bet mums ir jādarbojas jomās, kur ir maza biodiverzitāte vēl palikusi. Jā, kādā veidā to darīt? Tas tam ir ļoti ierobežojoša ietekme uz vietējo vidi. Tad ir ļoti maz iespēja būs panākt labu rezultātu bez okeāna enerģijas. Mums ir jāraugās uh, uz uh, kādu risku tas atstās uz jūras aktivitātēm, uz jūras uh, sugām, piemēram, roņiem. jāraukās, kā tiek veidot šīs eh, turbīnas, lai nebūtu nekādas eh, sadursmes ar dabas sugu daudzveidību. Mums ir šis jautājums par to, kā panākt šādus risinājumus. Mums tas ir jādara, ilgspējīga jautājums ir, kā panākt visu to, lai atbildētu Emmai, kas jautāja par privāto sektoru, par nākotnes investīcijām. Es domāju, ka viņi arī apzinās to, ka investīcijās ir vajadzīgas jaunajās tehnoloģijās, investīcijām vajadzīgas divas lietas tirgus redzamību un uh, investīciju atgriešanu, atkal nopelnīšanu. Jā, gribētu pateikties jums un aicināt rīkoties. Pirmkārt, gribu pateikties komisāram Vēlam. Piecus gadus viņš patiešām ir uzlabojis politisko un finanšu atbalstu. Bez viņa daži no šiem slaidiem, ko jūs tagad redzat ar jaunajām tehnoloģijām, nebūtu, tie neeksistētu. Uh, kā komisārs Vēle jau teica, būs arī vēl finansējums 2020. gadam. Un uh, daži no šīm iekārtām, ko jūs redzat, tās tiek izmantotas jūrās, tās ir iespējams komisija, pateicu komisijas atbalstam, gribu rīkoties, aicināt rīkoties arī dalību valstīm. Mums ir arī liels uh, atbalsts no vairākām valstīm. Ir arī vēsturē bijuši laba attīstība nacionālā līmenī. Uh, Mums ir vajadzīga redzamība tirgu. Un, lai investori varētu atgūt savas investīcijas, jo, protams, ka kapitālismu vidē viņi neinvestētu, ja viņi negūtu pēļņu no šīm investīcijām. Un jūs, kā deputāti, prezentēja, reprezentēja savas dalību valstis, jūs varat raudzīties, kas notiek jūsu valstī. Ja mēs to nedarātu klimata mērķu dēļ, tad kaut vai ekonomikas attīstības dēļ lai vietē, jo vietējās eh, sabiedrības kopienas gūst tiešām lielu labumu no šāda veida projektiem. Un ar to es gribu jūs pateikt lielu paldies. Ja jums ir vajadzīga vairāk informācijas, varat skatīties mūsu mājaslapā, un mēs priecājamies par sadarbību, lai panāktu zilo izaugsmi arī rūpniecības realitāte. Paldies! Merci, monsieur Gruet! Paldies, Griekungs! Un tagad es dodu vārdu pēdējiem runātājiem šodien, kas ir Kristofs Tidgats, kurš ir ģenerālsekretārs CA Europe eh, uzņēmumā. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, Maisners kundze, dāmas un kungi, esiet sveicināti. Pirmkārt, es vēlētos pateikt šo, pateikties šodienas konferences organizētājiem par SEA Europe uzaicināšanu. Mēs esam kuģu būvētāju un uh, E, jūrniecības iekārtu ražotāju asociācija. Kopumā pārstāvot vairāk nekā 28 tūkstošus uzņēmumu, mēs esam Eiropas jūrlietu tehnoloģijas e, nozars pārstāvi. Ko šī organizācija dara okeāna konferences? Es mēģināšu e, jums paskaidrot sīkāk. Pirmkārt, mūsu galvenā nodarbošanās ir Eh, jūras platformu un cauruļu vadu ražošana, pārstrāde eh, un eh, remontēšana. Bet, <clears throat> neraugoties to, ka mēs lepojamies ar savu veikumu, mēs aizvien vairāk uzmanības piemēršam tehnoloģijām, kas ir piemērotas zilajām aktivitātēm. Piemēram, par kruīzkuģiem runājot, arī tā ir nozīmīga zilās eh, ekonomikas sadaļa, un tie tiek ražot Eiropā. Mūsu nozara jūrlietu tehnoloģijas eh, ir jūrlietu un okeānu lietu ar, ar šīm lietām saistītas. Un mēs to darām kopā ar peldlīdzekļu tehnoloģiju platformu kolēģiem. Uh, kas ir sagatavojusi jaunu darba kārtību šī gada janvārī, un tas skar ne tikai klasisko spēļu līdzekļus eh, jūras un upju transportam, bet arī ostu eh, eh, loģistiku. Un Eh, koncentrēšos vispirms uz peldlīdzekļu transportu, domājot ar tiem gan tāljūras, gan iekšzemes navigācijas kuģu. Mums, kuģus mums ir nepieciešams e, tīrs tran eh, un zaļš transports. Kā to panākt? Mums ir jāveido tādi iekšzemes kuģi, kuri e, radītu nulles emisiju līmeni. Jūras kuģiem mēs vēlamies samazināt uh, Eh, par 50% emisijas, un uz 2050. gadu mēs varētu padarīt kuģošanu pār nulles emisiju transportu. Un šeit mēs runājam ne tikai par gaisa emisijām, bet arī tas attiecas uz piesārņojumu ūdenī vai piesārņojumu ar troksni. Un šī jomā mūsu nozare vēlas iet vēl tālāk nekā šobrīd tiek diskutēts eh, starptautiskās eh, jūrniecības organizācijas ietvaros, bet papildus tam, lai transports būtu zaļš un tīrs, mums ir jāņem vērā vēl vairāki citi temati par enerģiju runājot. Šobrīd es tam nepieskāršos, jo e, to jau plaši izklāstīja iepriekšējais runātājs attiecībā uz traumas un viļņu enerģiju, bet es koncentrēšos uz citiem aspektiem. Pirmkārt, lai iz, labāk izprastu uh, e, okeānus, jūras un iekšzemes ūdeņus. Mēs uzskatām, ka uz 50. gadu Eiropa, uz 30. gadu Eiropai ir jābūt uh, pilnībā izveidotai monitoringa sistēmai, kas sniedz e, visaptverošu skatījumu uz iekšzemes un tāljūras operācijām. Tādā veidā Eiropas Savienība arī varētu m, mm, e, veikt e, plasmas piesārņojuma attīrīšanas operācijām. Tāpat ir jādomā par to, ka uz 30. gadu ir jātīsta daudzmērķu modulārā sistēma, kas atbalstītu un pasargātu jūrā strādājošos, lai nodrošinātu labus dzīves un darba apstākļus, kā arī piedāvātu rekreācijas iespējas jūrā. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā mēs Eiropā radītu pirmās peldošās salas liela apjoma industriālajām aktivitātēm un apdzīvošanai 2050. gadu. Šim nolūkam ir jāizpild vairāk priekšnosacījumi. Pirmkārt, un tam pieskarās iepriekšējie runātāji, tās ir nozīmīgas investīcijas izpētē, attīstībā, inovācijās. Gan apvāršņa Eiropā ietvaros, gan arī ārpus tā. Šobrīd jūr lietu sektors investēja ap 10% no apgrozījuma izpētes aktivitātēs. Ja mēs vēlamies izpildi, sasniegt zilā potenciāla pilnu, zilās izaugsmes pilnu izaugsmu, tad pilnīgi skaidrs ir, ka vajadzīgs vairāk investīciju. Otrkārt, jaunu tehnoloģiju un jēdzienu ieviešana ir jāpavada ar adekvātu politiku un noteikumiem. Tas ir svarīgi tīpaši Eiropas kontekstā, jo tādā veidā mēs varam strādāt inovatīvi, kas nozīmē būt konkurētspējīgiem pasaules mērogā. Treškārt ir jāparedz vieglāk piekļuve finansējuma rīkiem, it īpaši kapitālu un intensīvu riski investīcijām, it īpaši inovatīvajos produktos, taiskaitā inovatīvos kuģos un platformās zilās izaugsmas aktivitātēm. Ceturtkārt, jūrlietu sektoram ir jāparedz nodarbināt motivētus un prasmīgus strādājošos kā arī kuri ir spējīgi strādāt strauji mainīgā tehnoloģiskā pasaulē. Un visbeidzot, Eiropas jūrlietu nozarei ir jāparedz atsevišķa vadības stratēģija, kas dotu iespēju uzturēt savu vadošo lomu um, globālā mērogā. Un arī mums ir jābūt priekšgalā mūsu globālajiem konkurentiem ne tikai nozars interesēs, bet arī zilās izaugsmes aktivitātēs. Un kopumā mans veistījums un aicinājums ir, par, la, ir tāds, ka zilā izaugsme ir ļoti nozīmīga peldlīdzekļu un jūrliet, jūrniecības līdzekļu ražotājiem. Tas ir jāņem vērā un jāizmanto pilnu respektu. Paldies, Tītgārd kungs! Ar to mēs esam pabeiguši pēdējo trešo paneli. Es zinu, ka e, vairāk lētesošie vēlējas uzdot jautājumus, bet e, esmu info, saņems informāciju, ka mēs nevarēsim šos eh, jautājumus eh, nodrošināt ar atbildēm, jo pēc brīža vairs nebūs pieejamotiskā tūkošana, bet mēs vēlamies nodrošināt pienācīgu konferences noslēgumu. Paldies! anything? So, ladies and gentlemen, we'll still... Dāmas un kungi, vēl um, sēž zālē, tomēr ir cilvēki palikuši, un tas ir um, tiešām iedvesmojuši. Nebaidieties vairāk, uh, paneļa diskusija nebūs, uh, bet es tagad došu vārdu komisāram Velim, Velam. Paldies, Gezīna, godējumie klātesošie deputāti, dāmas un kungi. Es vēlos jums pateikties par šo ļoti iedvesmojošo pēcpusdienu par prezentācijām diskusijām. Tāpat arī bija ļoti iedvesmojoši redzēt to, ka mūsu priekšlikumi, politiskie skatījumi, lai cik dažādi tie būtu, mēs varam visi piekrist tam, ka bez spēcīgas un koordinētas okeāna darbības mūsu klimats, okeāna drošība un. Uh, pat e, mūsu dzīvības var tikt pakļautas draudiem. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība ir īstenojusi ļoti ambiciozas darbības, lai samazinātu piesārņojumus ar plastmasu, lai pasargātu jūras vidi, lai apkarot nelegālo uh, malu zvejniecību un lai atbalstītu uh, e, zilo ekonomiku, attīstītu jūrlietu pētījumus un novērojumus. Bet, kā jau mēs dzirdējām, vēl aizvien ir daudz izaicinājumu Okeāna sistēmas ir sarežģītas, tās ir pakļautas dažādiem aspektiem, kā bioloģiskā daudzverdības zudums, piesārņojumi, klimata pārmaiņas. Un šīs parādības turpinās. Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug, uz 50. gadu tas var sasniegt pat 10 miljārdus. Un es no savas puses vēlos jūs, jums apstiprināt, ka Eiropas komisija ir apņēmusies atbalstīt turpmākās eh, darbības okeānu sakarā un piedāvāt okeānus kā vienu no būtiskākajām izpētjomām, vai arī nākošā eh, jūrniecības un zivsaimniecības fondā pēc 20. gada un arī pēc 20. gadā arī ar finansējuma instrumentiem kā uzticams starptautisks līderis Eiropas Savienība ir gatava īstenot savu lomu. Pasaules arēnā īstenojot Parīzes īstenošanos, eh, ANO pieņemtos tekstus, kā arī ad, veicinot bioloģisko eh, daudzveidību atklātā jūrā. Bet šim nolūkam mums visiem ir cieši jāsadarbojas. Tāpēc kopā ar kolēģi Frederiku Margarīnī mēs izveidojam uh, e, okeāna pārvaldības starptautisko fórumu, kurā tiksies uh, akadēmisko, pilsonisko aprindu uh, Eh, un politisko un ekonomisko aprindu pārstāvi, lai varētu runāt par prioritātiem, izaicinājumiem okeāna pārvaldībā un, vissvarīgāk, ieteikt konkrētus pasākumus. Tas būs vēl viens solis mūsu poliņiem integrētākai pieejai Eiropai. Eiropas globāla stratēģija. Var atrasties jautājums, vai arī šī E, komponenta integrēšana nākošā parlamentā nebūtu nozīmīga. Mēs turpināsim strādāt, un es ceru, ka jūs turpināsiet strādāt no savas puses, un tādā veidā mēs kopā varēsim sasniegt labāku zilo, nodrošināt labāku zilo ekonomiku. Paldies visiem! Thank you very much. Paldies! Karmenu Verulā. Es ļoti augsti novērtēju to, ka jūs palikāt līdz pašam beigām, arī es to darīju, bet turklāt šī bija konference, ko es biju iecerējis sev ļoti ilgi, taču parasti komisāriem ir tik daudz pienākumu, un jūs atteicāties no visiem pārējiem vilinājumiem un palikāt kopā ar mums. Tas apliecina to, ka jūs ļoti nopietni uh, pievēršat uzmanību uh, okeānu aizsardzībai. No manas puses viena piezīme. Es sacīju, ka da, es pamanīju, ka daži brīnījās par eh, plastmasas pudelēm uz galdiem. Eh, vēsturē parasti, vēsturiski šeit bija eh, plastmasas pudeles, bet nu jau kādu laiku mums ir tikai stikla pudeles. Šeit jūs redzat arī jaunievedumu Eiropas parlamentā, tā ir plastmasa, bet atkārtot izmantojumu, un arī e, tas e, ir trauks, ko jūs varat paņemt sev līdzi, un arī vienlaicīgi domāt, kā izvairīties no vienreiz lietojamās plastmasas traukiem. Bez tam, e, un pēc šīs atkāpes es vēlos atzīmēt, ka šī bija aizraujoša konference, tūkstot cilvēku bija uh, reģistrējušies. Es uh, esmu ļoti gandrīta par to, ka tik daudz vēlas labāk iepazīties ar okeānu problēmām. Tāpat jāatzīmē, ka okeāna aģentīra ir ļoti apsveicams ieteikums, lai mums būtu ne tikai māre ģenerāldirekcija, bet arī aģentūra okeāniem. Un tagad es gribu izmantot iespēju, lai visiem pateikties. Pirmkārt, vēlos pateikties visiem runātājiem, kolēģiem no Eiropas parlamenta. Es nekad neesmu redzējis to konferenci, kur um, piedalītos tik daudz mūsu kolēģi. Es uzskatu, ka uh, Eh, tas bija tiešām panākums stāsts. Tāpat es vēlos pateikties visiem, kuri organizēja eh, šo pasākumu eh, parlamentu priekšsēdētāta Jāni kabinetam, Tautas partijas Eiropas parlamentu dienestiem. Īpaši vēlos pateikties Aramam Varnbarnveltam, Alessandram Lamortam un gribu arī pieminēt vienu ģenerāldirekciju, kurā neizskanēja ievadvārdos. Un tas ir Mārē ģenerāldirektors un vides lietu ģenerāldirektors no komisijas. Un visbeidzot, Visi klātesošie. Visiem ir tuvs okeāns. Es ļoti priecājos redzot to, ka jūs apzināties, ka mums visiem ir tikai viena planēta, viens pats okeāns, un tas ir jāsargā. Es vienmēr esmu teikusi, ka cilvēki sargā to, ko tie mīl. Tāpēc mums visiem ir tagad jāaicina pārējie mīlēt okeānus, cik tas ir iespējams. Tas ir mans vēstījums, un tagad es novēlu jums. Uh, labu, patīkamu māju ceļu. Un varbūt tiksimies atkal.